Labu dienu, cienījamie klātsošie klausītāji. Sēde ir atklāta. Pēc eh, brīža sāksim mūsu pamata diskusijas, bet eh, pirms sākam man ir tas eh, gods sveikt padomus un komisijas pārstāvs mūsu vidū. Runāsim par deklarāciju saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Uh, Sākumā dosim vārdu padomus pārstāvēm ministrē to parainēnē, kas izteiksies eh, tātad padomus vārdā un pēc tam sakos diskusijas. Lūdzu. Honorable Mr. President. Cienījamais priekšsēdi, deputāti. Vēlreiz esam šeit sanākuši, lai diskutētu par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Šī situācija ir visai eh, neveiksmīgi, un daudzi pilsoņi, kā arī uzņēmēji, turpina ciest no um, neprognozējumības, neskaidrības, ko izraisa uh, šī izstāšanās. Jauna valdība, jauns premjerministrs kopš jūnija Lielbritānijā, un tomēr ir aizvien skaidrāks, ka tas nav palīdzējis uh, precizēt Lielbritānijas nostājušajās uh, sarunās un situāciju kopumā. Runājot par smagākiem jautājumiem, piemēram, īrijas robeža. Lielbritānija nav nākus klajā pagaidām ar vienu konkrētu jaunu priekšlikumu. Turklāt viedokļi parlamentā Londonā ir visai sašķelti. Nu, tikai noraidījums izstāšanās scenārijiem bez līguma ir guvis vairākumu parlamentā. Un tomēr parlaments uzstājas savam sarkanajām līnijām. Termiņš 31. oktobris tuvojas visai strauji, un tādēļ neskatība šajos jautājumos ir tikai pieaugusi. Šī visai skumīgā situācija Tā nevajadzētu mūs uh, novērst no mūsu prioritātēm. Mūsu prioritāte, protams, ir uh, nodrošināt um, uh, likumīgu tiesisku Lietuvānijas izstāšanos no Eiropas Savienības bez lieka hausa. Tas joprojām ir iespējams. Tādēļ esam aicinājuši Lietuvāniju nāk klajā ar konkrētām un detalizētām um, idejām attiecībā uz uh, to, kā novērst uh, lielāko, um, tā teikt, strīdābolu, uh, proti fiziskas robežas. Uh, atjaunošanu starp īrijas republiku un Lielbritāniju, ievērojot um, lielās piekdienas līgumu. Jaunākie notikumi Westminsterā un um, aicinājumi pagarināt sarunas uh, par izstāšanos uh, padara situāciju par neprognozējumu. Mums jāatzīst, ka pat labāk Lielbritānijas izstāšanās bez līguma 31. oktobrī ir visai ticams scenārijs. Jo sevišķi tādēļ, ka Lielbritānijas valdība turpina uh, atkārto to, ka viņi ir gatavi stāties bez vienošanās. Un tādēļ, dāmas un kungi, mums ir eh, jāvara mūsu centieni to novērst. Gan laibvalsts, gan nacionāla līmenī tas eh, ir katošanās tempi ir jāpātrina, sadarboties starp padomu un komisiju un parlamentu, balstoties uz eh, nesen kā pieņemtiem pasākumiem. Jaunie likumdošanas pasākumi, protams, institucionālais eh, darba cikls tikai sācies, eh, vairos mūsu darba slogu, bet esam pārliecināti, ka kopējiem spēkiem mēs varam panākt vēlamo rezultātu. Un šajā ziņā mani iedrošina tas, eh, cik ātri abas iestādes ir panākušas vienošanās par līdzinējiem ar Lietuvānijas izstāšanos saistītajiem jautājumiem. Somijas prezidentūra ar jūsu palīdzību ir pilna apņēmības sekmēt to, lai pēdējais sākās pasākumu klāsts tiktu apstiprināts saulēcīgi. Īsais punkts mūsu nākotnes attiecībām lielā mērā būs atkarīgs no tā, vai Lielbritānija pieņems lēmumu izstāties ar vai bez uh, uh tiesisku nolīgumu. Ja, bet, ja kurā gadījumā mūsu prioritātes uh, sadarbībā ar Lielbritāniju saglabāsies, proti jāsaglabā pilsoņu tiesības. Uh, jāpanāk, lai Lielbritānija pildītu savas finansiālās saistības, ka, kas radušās no tās dalības Eiropas Savienībā. Un tāpat ir jānodrošina vienotā iekšējā tirgus integritāte, vienlīdzīga konkurence un tāpat arī stabilitāte īrijas republikā. Vienlaikus šī neskaidrība un tās izraisītā, izraisītā spriedze turpina izmest izaicinājumu mūsu vienotībai un mūsu kopējai apņēmībai. Un tieši tādēļ ir vēl jau svarīgāk no vienas puses uh, atteikties no kārdinājuma ieslēgt 11. līgumos, vai nozaru, vai, vai dalībvalsts līmenī, un otras puses uh, palikt uh, pie mūsu pārliecības, ka nepieciešami konkrēti ārkārtas pasākumi. Dāmas un kungi vēlos noslēgt, konstatējot, ka padomas prioritātes um, un, un uh, komisijas um, viedokļi visnotaļ saskaņ attiecībā uz Brexit jautājumiem. Un cerams, ka tie tiks ievērēti. Paldies, dāmas un kungi, un uh, ceru, ka mums būs auglīga diskusija. Paldies! Paldies, ministres kundze! Tagad vārds komisijas priekšsēdēm. Junkar kungam, paldies, ka ieradāties šeit lūdzu priekšsēdētājiem. Labrīt, labrīt priekšsēdētāj kungs, dāmas un kungi, deputāti! Es pateicos eh, jums par eh, uzaicinājumu ierasties. Man ir vienmēr liels prieks eh, runāt šeit parlamentā un runāt ar deputātiem. Pēdējo gadu gaitā Eiropas komisija vienmēr ir varējusi paļauties uz jūsu uh, gaišredzību un uz jūsu sadarbību. Tas attiecas uz visiem uh, darbiem, ko esam veikuši kopā attiecībā uz apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Es esmu pārliecināts, ka šī asamblēja ir gatava turpināt darboties. Mišāls Barņē un es eh, pirmdien pusdienojām kopā ar eh, premjeru Džonsonu. Jūs noteikti nebūsiet pārsteigti uzzināt, ka premjeras mums paziņoja, ka apvienotā karaliste vēlas panākt vienošanos, bet viņš teica arī, ka Jebkurā gadījumā apvienotā karaliste izstāsies no Eiropas Savienības 31. oktobrī ar vai bez vienošanās. Tas nozīmē, ka risks par to, ka nebūs vienošanās vēl ar vienu, ir reāls. These are, my, these are my best fans and groupies. Don't be surprised that they are shouting. Neesiet pārsteigti, ka viņi tā kliedz. Uh, Tātad risks par to, ka nebūs vienošanās vēl ar vienu ir ļoti liels. Protams, ka tas ir atkarīgs no apvienotās karalistes valdības, bet tā nekāda nebūs Eiropas Savienības izvēle. Tieši tāpēc es koncentrēšos uz to, ko mēs varētu darīt, lai mēs varētu panākt vienošanos. Uzskatu, ka šī vienošanās ir vēlama, un es uzskatu, ka tā vēl, vēl ar vienu ir iespējama. Vous ne serez pas sur prime en plus vous ne serez pas surpris non plus. Jūs noteikti arī nebūsiet pārsteigti dzirdēt, ka pats svarīgākais ir šis drošības tīkls - backstops. Visi noteikti par to būs dzirdējuši, bet noteikti, ka daudzi neatcerēsies, kāpēc tika panākta vienošanās starp 27 valstīm un apvienoto karalisti par backstopu. Backstops ir operacionāls risinājums eh, praktiskai problēmai. Problēmai, ko Brexits radīs īrijas salā. Un šī problēma nerastos, ja apvienotā karaliste nebūtu pieņēmusi lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Backstopam ir trīs mērķi. Pirmkārtām izvairīties no fiziskas robežas īrijas salā, uh, tāpat arī saglabāt vienotā tirgus nesadalāmību un galvenokārt īrijas palikšanu šajā tirgū. Un tāpat arī backstops ļautu mums pasargāt visas salas ekonomiku. Tas ir ļoti būtisks elements, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti īrijā, kas tika panākta uh, piekdienas nolīgumā. Uh, Es uzskatu, ka mums visiem vajadzētu pieturēties pie šī drošības tīkla. Man personīgi tas ir ļoti svarīgi, un jo īpaši mums vajadzētu atcerēties par šī drošības tīkla mērķiem. Tieši tāpēc es vēlos, lai premjers nāktu klajā ar skaidriem, praktiskiem un operacionāliem risinājumiem par alternatīvām, kas mums ļautu panākt šos mērķus. Ja šādi priekšlikumi netiks iesniegti, es jums nevarēšu mierīgi skatīties acīs un teikt, ka ir panākts reāls progress. Ko es varu pateikt? Mums ir, protams, jāpieturās arī pie tā, kas ir minēts ļoti daudzos rakstos presē apvienotajā karalistē. Mums ir, protams, jābūt mm, draudzīgiem, mums ir jā, jāturpina pozitīvas un konstruktīvas attiecības, Komisija ir strādājusi visu laiku, no rīta līdz vakaram. Protams, ir bijuši arī pārtraukumi, bet mēs esam centušies panākt eh, risinājumu šīm tehniskajām un politiskajām problēmām. Nā, esmu pārliecināts, vai mums tas izdosies. Mums ir atlicis ļoti maz laika, bet es esmu pārliecināts, ka vismaz mēs, mēs mēģināsim to darīt. Es arī jautāju Britu premjeram, lūdzu viņam precizēt, kādas būtu uh, šīs alternatīvas, ko viņš ir paredzējis. Un es arī vēlējos teikt, ka mums ir jāpolitizē šī vārda pozitīvā nozīmē attiecības starp apvienoto karalistu un Eiropas Savienību. Proti mums ir jānodrošina, lai eh, Barņē un visi atbildīgie ministri pār eh, Brexitu varētu turpināt šīs sarunas lai nebūtu um, sarunas tikai tehniskā līmenī. 2016. gada jūlijā 27 valstis vienojās, ka būtu nepareizi koncentrēties tikai un vienīgi uz Brexitu. Galu galā mēs vēlamies stiprināt 27 valstu savienību, un mums vajadzētu domāt par mūsu pilsēņu ikdienas dzīves uzlabošanu. Tagad Eh, es atkal um, izsakoju šeit parlamenta priekšā. Eh, šogad es nācu klajā ar savu runu par Eiropas Savienības stāvokli, un mani apsveica visi eh, dalību valstu līderi, kas tikās arī Bratislavā. Uh, Tas eh, nozīmē, ka Eiropas Savienības 27 valstis ir pavadījušas divar pus gadus vedot sarunas ar apvienoto karalisti, mēģinot atrast veidu, kā organizēt mūsu tālāko darbu. Šī, um, šajā laika periodā Eiropas Savienība ir pierādījusi savu solidaritāti solidaritāti tām dalību valstīm, kas visvairāk izjutīs šīs sekas. Solidaritāte ir mūsu lielākā vērtība, un to mums vajadzētu atcerēties tuvāko nedēļu laikā. Esmu pārliecināts, ka solidaritāte būs tas, uz ko balstīsies šis parlaments arī tuvākajā nākotnē. Liels paldies priekšādātājiem Junkeram, un tagad dosim vārdu galveniem sarunvedējam Mišelam Barņī. Paldies, priekšādātāji! Labrīt visiem deputātiem, labrīt ministriem. Liels eh, paldies, ka dodat man iespēju šeit eh, blakus eh, priekšādātām Junkeram jūs uzrunāt un um, papildināt to, ko viņš jau ir pateicis. Vēlētos īpaši pievērsties diviem ļoti būtiskiem punktiem, kas ir izšķiroši mūsu pašreizējās sarunās ar apvienoto karalisti. Tad, tad īrijas un ziemeļīrijas jautājums kā arī eh, tas, kādas būs mūsu nākotnes attiecības. Tas ir ļoti svarīgi, jo šīs attiecības vajadzēs eh, pārveidot. Mums vajadzēs veidot jaunu partnerību ar šo lielo valsti, kas mums eh, visu laiku ir un būs kaimiņos. Priekšādātājs Junkers atgādināja, ka mm, galvenā apvienotās karalistes premjera Džonsona prasība ir atteikties no backstopa vai um, to aizvietot. Kā jūs zināt, apvienotā karaliste un arī Eiropas uh, Savienība 2018. Um, gada novembrī um, gandrīz uh, pirms gada vienojās par backstopu. Tātad 28 valstu un valdību vadītāji tam piekrita, un arī parlaments to atbalstīja. Kāpēc, uh, deputāti, šis jautājums ir tik izšķirošs mums visiem? vienkārši un, diemžēl, ļoti būtiski ir tas, ka te ir runa par īriju, un tieši īrijā Brexits radīs visvairāk problēmu. Tieši īrijai Brexits eh, rada visvairāk risku. Šī ir vienīgā vieta, kur Lielbritānijai ir zemes robežā ar Eiropas Savienību. Tāpat arī mēs visi atceramies, ka šajā valstī ir ļoti specifiskā politiskā situācija, pat traģiska. Eh, politiskā situācija. Tātad eh, te ir runa par lielās piekdienas vienošanos, kur arī apvienotā karaliste ir viena no garantētājām. Kā jau norādīja eh, priekšādātājs Junkers, te nav runa tikai par ideoloģiju, te ir runa arī par pilnīgi pragmatiskām problēmām. Šeit ir runa par to, ka ar backstop palīdzību mēs redītu tādu kā drošības tīklu garantiju, ka mēs eh, visos apstākļos varētu saglabāt šīs trīs prasības, par ko mums atgādināja priekšādātājs Junkers. Mēs nevēlamies fizisku robežu īrijā. Mēs vēlamies eh, aizsargāt eh, lielās piekdienas un Belfāstas vienošanos visās to dimensijās. Mēs vēlamies arī saglabāt vienotā tirgus nesadalāmību. Tas ir mūsu vienotais tirgus un, protams, mēs vēlamies arī saglabāt visas salas ekonomiku, sadarbību starp ziemeļiem un dienvidiem, kas ir iekļauta lielās piekdienas nolīgumā. Atcerēsimies, ka mēs veicām šo mepingu vingrinājumu kopā ar apvienotās karalistes varas iestādēm, un šeit ir ņemtas vērā visas tiesības, un te ir jādomā arī par uh, budžetu Apvienotās karalistes valdība šo pirmdien Luksemburgā mums izklāstīja visas bekstopa normas, kas šai valdībai nepatīk. Nu, nepietiek ar to, ka viņi mums izskaidro, kāpēc vajadzētu atteikties no bekstopa. Uh, No mūsu puses mums ir vajadzīgs risinājums, kas juridiski varētu darboties izstāšanās gadījumā, lai mēs varētu risināt ikvienu no šīm problēmām, lai mēs varētu novērst ikvienu no riskiem, ko rada Brexits. Tieši e, šo iemeslu dēļ mēs e, vienojāmies ar Terēzas Mejas valdību. Tagad pavisam konkrēts piemērs pirms eh, vairākiem gadiem es eh, par to runāju ar lauksaimniecības un zivsaimniecības ministriem. Dāmas un kungi, visi dzīvnieki, visi eh, produkti, proti visas pārtikas preces, kas nonāk Ziemeļīrijā no apvienotās karalistes, tiek ievesti ne tikai īrijas salā, ne tikai īrijas tirgū, bet arī polijas, Luksemburgas, Vācijas un Dānijas tirgū mehāniski, nekavējoties. Un mums ir jāveic kontrole. Šī kontrole ir vajadzīga, lai mēs nodrošinātu mūsu uh, pilsoņiem visu aizsardzību no dažāda veida slimībām. Mums ir pavisam īsa atmiņa, te taču ir runa arī par pilsoņiem un patērētājiem eh, Ziemeļīrijā vai arī visā salā. Tas attiecas arī uz eh, apvienotās karalistes patērētājiem. Tieši tāpēc arī šis backstops ir vajadzīgs. Vēlreiz to mierīgi atkārtošu. Tā ir konkrēta garantija, kas mums ir nepieciešama. Un uh, tā ir vajadzīga arī visiem īrijas pilsoņiem, lai nodrošinātu mieru, stabilitāti, lai nodrošinātu ikdienas ekonomisko darbību šajā salā. Vēlreiz atkārtošu, tas ir vajadzīgs arī, lai nodrošinātu veselības un drošības aizsardzību visu 27 valstu pilsoņiem. Te ir runa arī par mūsu dalību valstu budžetiem, te ir runa par mūsu vienotā tirgus ārējo robežu aizsardzību, kas mums ir vienmēr jāpatur prātā. Protams, es uh, uzklausīju arī mm, apvienotās karalistas uh, premjera piezīmes par backstopa demokrātisko vai nedemokrātisko specifiku. Mm, premjers pats pieminēja Ziemeļīrijas iestādes, kas Mm, būt atbildīgas par dažādiem jautājumiem izstāšanās gadījumā. Mēs runājām arī par šo iestāžu un dažādo komiteju iesaisti backstopa īstenošanā, ja uh, kādu dienu to vajadzētu aktivizēt. Un šajā jautājumā es uh, jau Junkera kungam esmu norādījis, ka mēs esam gatavi uzklausīt visus britu priekšlikumus. Mēs uh, strādājam dienu un nakti pie tā, kā nodrošināt, lai šie priekšlikumi varētu mums eh, dot progresu. Šie ir ļoti būtiski punkti. Un tās ir arī mūsu kopīgās ambīcijas, lai mēs varētu veidot mūsu nākotnes attiecības. Tas ir tas, ko mēs saucam par strateģisko partnerību, ko mums vajadzētu veidot vai pārveidot ar Lielbritāniju pēc Brexita. Un tas ir šis otrs dokuments eh, blakus uh, izstāšanās līgumam, un to sauc par politisko deklarāciju, par kuru mēs vienojāmies kopā ar apvienoto karalisti pagājušā gada novembrī. Un tas pavēr ceļu šādai ļoti plašai partnerībai. Te ir runa par ekonomisko, sektorālo, tieslietu, policijas, aizsardzības un ārlietu sadarbību. Šajā ekonomiskajā sadaļā partnerība balstās uz brīvās tirzniecības nolīgumu. Pašreizējā tekstā vēl ar vien ir atvērtas durvis dažāda veida ambīcijām, ja būs vēlme no abām pusēm. Un, protams, mē, mums ir šī vēlme būt eh, pēc iespējas ambiciozākiem. Mēs vēlamies m, mm, pēc iespējas plašākas ekonomiskās attiecības ar Lielbritāniju, proti muitas savienība. Šīs eh, ekonomiskās attiecības, protams, nāktu kopā ar garantijām par eh, taisnīgiem spēles noteikumiem. Arī šeit, eh, dāmas un kungi deputāti, es vēlos norādīt, ka te ir runa par gana tehnisku izteikumu, bet aiz šī tehniskā izteikuma eh, slēpjas arī cilvēciskas eh, teritoriāls attiecības, un te būs vajadzīgs līdzsvars, lai nodrošinātu regulējumu un arī ekonomisko tirgu no apvienotās karalistes puses. Apvienotās karalistes valdība vēlreiz vēlos uzsvērt, grib atgriezties pie Terēzas Mejas mm, priekšlikumiem attiecībā uz šiem taisnīgajiem spēles noteikumiem. Dāmas un kungi, šeit ir runa par ļoti lielu un svarīgu valsti, kas mums ir ļoti tuvu, un kurai gandrīz puse no tirzniecības attiecībām notiek tieši ar mums, ar ļoti ambiciozu tirzniecības partneri. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs šis pīlārs par kopīgiem spēles noteikumiem. Vēlreiz atkārtošu, dāmas un kungi, tas ir svarīgi visiem. Un, ja runa par brīvās tirzniecības nolīgumu un par ambīciju līmeni, kāds tajā būtu iekļājums un par kuru mums noteikti vajadzēs vest sarunas ar apvienoto karalisti, Tas, protams, viss būs atkarīgs no garantijām, kādas eh, tiks uzliktas uz papīra sociālajā, vīdes, konkurences un eh, valsts parādu jomā. Dāmas un kungi, es vēlējos runāt par šiem diviem tematiem, kas eh, pašlaik tiek apspriesti ar Borisa Džonsona valdību. Te ir runa par mūsu kopējo dzīvi un uh, Noslēgumā vēlreiz vēlējos atkārtot, kāpēc mēs no paša sākuma vēlējāmies eh, sakārtotu apvienotās karalistes izstāšanos. Tas noteikti būtu daudz labāk nekā izstāšanās bez vienošanās. Vēlreiz atkārtošu, ka mums nevajadzētu novērtēt par zemu, kādas būs sekas apvienotāju karalistē un arī mums, ja netiks panākta šī vienošanās. Mēs vēlamies vienošanos, lai aizsargātu 4,5 eh, eh, pilsoņu tiesības. Te ir runa par Eiropas Savienības un arī Lielbritānijas pilsoņiem. Mēs vēlamies nodrošināt pilnīgi visas viņu tiesības. Tāpat arī mēs eh, vēlamies atcerēties par Eiropas fondu izmantotājiem. Tieši šī iemesla dēļ mēs vienojāmies ar apvienoto karalisti, ka uh, viss, par ko vienojās 28 valstis, ir jāapmaksā 28 valstīm. Galu galā šeit ir runa par tādu ļoti garu ceļu, un mēs vēlamies radīt uzticamus apstākļus tā, lai mēs varētu veidot mūsu nākotnes attiecības tādā veidā, kādā tās ir mm, iekrāsotas politiskajā deklarācijā. Dāmas un kungi, deputāti! Vēlos atkārtot, ka visi šie jautājumi nekur nepazudīs, pat ja notiks izstāšanās bez vienošanās. Visi šie jautājumi netiks atbildēti. Tātad te ir runa par pilsoņu drošību, par mieru īrijā, par eh, vienoto tirgu un arī par budžetu. Mums eh, vajadzēs atrisināt eh, visus šos jautājumus un nodrošināt visas vajadzīgās hipotēzes attiecībā uz tālākajām attiecībām ar apvienoto karalisti. Te nav runa tikai par teorētiskiem jautājumiem. Bieži vien šajā zālē mēs esam dzirdējuši ļoti daudzus un dažādus aspektus, bet mēs bieži vien novērtējam par zēmu visus šos budžeta tehniskos un drošības aspektus. Jūs savā rezolūcijā jau uz to esat norādījuši. Gandrīz trīs gadus pēc apvienotās karalistas referenduma uh, Dāmas un kungi, mēs nedrīkstam tagad izlikties, ka mēs vedām sarunas. Mūsu pienākums ir turpināt šo procesu, darīt to ar apņēmību un patiesi. Mēs turpinām šīs sarunas un mēģinam to darīt pilnīgi cauredzami ar visām šīm 27 valdībām. Liels paldies ministres kundzei, liels paldies pašreizējai prezidentūrai. Mēs turpinām šo dialogu un Mm, sadarbojamies arī ar jūsu Brexita vadības grupu. Tāpat arī mēs sadarbojamies ar citiem partneriem parlamentā. Mēs vienmēr esam izvēlējušies šādu attieksmi šajās ļoti komplicētajās un sarežģītajās sarunās. Paldies! Paldies, Barņiekungs! Vārds politisko grupu pārstāvjiem um, un atgādināšu jums, ka šajā diskusiju daļā netiks pieļautas uh, zilās kārtas jautājumi. Vēberkungs, uh, eh, sveicināti kolēģi, pēc Brexita referenduma, kas notika pirms trīs gadiem, Brexit atbalstītāju apgalvoja, ka Eiropas Savienība ir gals. Tā nestrādā. Ir pagājuši vairāk kā trīs gadi. Eiropas eh, Savienība joprojām ir dzīva un, un spēcīga, vienota un precīzi apzinās, ko tā vēlas. Uh, Pat labā nav tā, ka Lielbritānija atstāja Eiropas Savienību, bet eh, darba vietas uzņēmumi tie ir tie, kas atstāja Eiropas Savienību. Trešdaļa eh, uzņēmēja, kas darbojas Lielbritānijā, plānoja aizbraukt no Lielbritānijas vai jau to ir izdarījuši. Mēs, protams, visi nožēlojam ne tikai parlamentārieši, bet, bet daudz citi arī šeit eh, ir pauduši nožēlu par Brexit kampaņas iznākumu. Jāsaka, ka kampaņa bija ļoti mērķiecīga attiecībā uz to, ka Eiropas Savienība nav īpaši gudra un, un tomēr un, un, un, nav nepieciešams īpaši tāds inteliģents pieejams, lai apvienotu Eiropas Savienību. Pirmdienas sanāksmē, kad Čonsons kungs kādēļ reiz nevarēja paskaidrot, kāda būtu jauna priekšlikuma attiecībā uz izstāšanos un parlaments, kur mēs varam spriest par patreizēju lietu stāvokli ir tieši Eiropas eh, Savienības parlaments, eh, nevis eh, Lielbritānijas apakšpalāta. Prezidenta atbalstītāji saka, ka Vestminster uzņemsies atbildību un kontroli par, par valstu, un tagad parlaments ir nonācis dīkstāvē. Ja tā ir tas, tas kā es iztēloties demokrātiju nākotnē Lielbritānijā, tad man jā, jāvēršas pie Brexit atbalstītājiem. Bet, kolēģi, dāmas un kungi, man tāds principāls apsvērums padomā proti tas, ka ka tautu pārstāv premjērs un, un ka tā, tautas uh, gribu var uh, ignorēt. Protams, 51% nobalsojas par, bet 51% referendumā nu nav gluži visas tautas pārstāvība. Tauta tiek pārstāvēta parlamentā, parlamenta plenārsēdēs, kur uh, ir jāpanāk līdzsvars ar dažādām interesēm, tur ir tautas pārstāvi. Un tad tiek sacīts, un es tagad tātad aizstāšu. Tā, tā, Mm, tautas un parlamenta varu ar, ar savu balstu, un nu, tad tiek apšaubīti pamata principi. Un, uh, mūsu tad, tad, uh, vadība nenozīmē šķelšanos, vadība nozīmē panākt to, lai sabiedrība tiktu vienota un darbotos kopā. Nu, un, uh, tas jāpaturprātā domājot par notikumu attīstību Lielbritānijā. Tautas partija atbalsta rezolūciju. Vēlos pateikties par Niekungam par, par darbu, paldies par Hofstad kungam un citiem kolēģiem, kas darbojas Brexit vadības grupā. Parlaments vēlreiz ir apliecinājis, ka mēs esam vienoti savā nostājā, ka mēs pieņemsim pagarinājumu sarunām tikai tad, ja būs, tas būs labi pamatots. Ja mēs paliksim pie tiem principiem, kas ir fiksēti patreizajā līgumā, ja būs kādi jauni labi argumenti, protams, esam atvērti attiecībā uz jauniem priekšlikumiem, bet vēl skaidri uzsver, ka diskutējot par jauniem priekšlikumiem, par kuriem tagad ir runa, ir skaidri jāuzsver, ka Eiropas Savienība nedrīkst pieļaut to, ka mēs eh, pazeminam Eiropas eh, standarts, tad saskaramies ar sociālo vai kādu citu veidu dempingu, nu to lūk diskusijās mēs nekādā gadījumā nepieļausim. Brexits kļuvis neaprēķināms. Nu, mums jārēķinās ar to, ka varbūt būs jāskatās ar sliktāko scenāriju, un viens ir eh, skaidrs, ja Britu politiķi paši neizkļūst no šī strupceļa, tad rodas jautājums, ka mm, tad varbūt ka jādod iespēju lepnājas pilsoņiem vēlreiz pašiem ne par savu nākotni. Paldies! Paldies! Prezidente! Vārds uh, Garsie Peres kundzei, sociāldemokrātu grupas vadītājai. Paldies uh, priekšstādētājiem, mm, um, kolēģi. Brexits bez um, vienošanās, protams, nevienam nenāktu par labu. Šādā gadījumā, protams, tā pirmā kārtā būtu katastrofa Lielbritānijai. Un tas nav tikai mūsu viedoklis. Tā nesenīgi publicēts uh, kāds eh, pētījums no Lielbritānijas eh, pašas puses, eh, kur tika uzburta uzburt visliktākā scenārija aina, kas pielika punktu Džonsona kunga uzbūrtajai utopijai. Būs garas rindas uz robežām, aptiekās nebūs zāļu, ekonomikai būs lejupslīde, no tā cietīs visi pilsoņi, ne tikai miljoniem uh, britu pilsoņu, bet arī citi. Uh, Arī tie Eiropas Savienības pilsoņi, kas pat labāk mīt Eiropas Savienībā. Es nemēģināšu izlikties, ka Mums ir mainījušies viedokļi attiecībā uz, uz uh, kopējo situāciju. Es aicinu tikai respektēt vienam otru. Nē, esmu naiva. Un uh, nesagaidu, ka jūs uh, sāksiet uh, cienīt šo institūciju, tiesvēršos pie, pie Brexit partijas. Uh, bet uh, respektējiet vismaz mūs kā cilvēkus, jo mēs visi, protams, esam, uh, esam satraukušies, bet mēs esam satraukušies tieši par šiem miljoniem cilvēku. Un šajā kontekstā pro-eiropiskie spēki šajā institūcijā. Uh, šajā rezolūcijā ir, at, ir pauduši viennozīmīgu atbalstu tam, lai turpinātu sarunas atbilstoši 50. pantam, lai izvairītos no katastrofālā scenārija, kāds tiktu piedzīvots gadījumā, ja Lielbritānija izstātos bez eh, līguma. Lielbritānija, Lielbritānija laiks sastāvot vispārējās vēlēšanas vai referendumu, mēs noteikti atbalstīsim. Ir nepieciešams atbildīgs uh, risinājums ir jāizvairās no hausa. Par hausu pat labāk ir atbildīgi, ja mēs meklējam kādu vienu konkrētu atbildīgo, tad tas būtu Džonsona kungs. Viņš spēlējas ar uguni, viņš uzņemas nevajadzīgus riskus. Grāmatā par Čerčilu un viņa rīcību 14. gadā viņš vēl novāk nu, paralēlas starp sevi un, un uh, Čerčila uh, kunga um, rīcību. Uh, Bet uh, viņa, protams, Džonsona rīcība noved uz Lielbritāniju katastrofas malām. Sociāldemokrāti aicina Boris Džonsonu un viņa valdību nodrošināt to, lai Eiropas Savienības pilsoņu tiesības uh, netiktu pārkāptas. Tas mums ir pamat jautājums. Mēs esam norūpējušies par signāliem, kas nāk no Eiropas, tad, tad no Lielbritānijas iekšlietu ministru par brīvas uh, um, pārdošanās kustības ierobežošanu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka pilsoņi maksā par savu politiķu kļūdām. Mūsu prioritāte ir organizēt um, Lielbritānijas izstāšanos atbilstoši tiesiskām normām, jāizvairās no fiziskas robežas starp Ziemeņīriju un Īriju, un jānodrošina, lai Lielbritānija ievēro savas finansiālās saistības un negrautu iekšējo tirgu. Mēs ālēži esam uzskatījuši Brexit par vēsturisku kļūdu. Esam gan gatavi atbalstīt Britu tautu, ja tā vēlas pārskatīt šo lēmumu. Premjeras atgādināja Briselē sava bērnības varoņa Čerčila vārdus. 45. gada 17. novembrī viņš sacīja, ka Nav nekāda iemesla nebeidot, necensties veidot Eiropas Savienotās valstis. Tie bija Čečela vārdi. Jo, kopš Romas impērijas sabrukuma mēs nekad neesam bijuši tik tuvu, mums visiem jādzīvo kopā. Paldies! Perhofstad kungs, lūdzu, jums nākamajā mācā. Paldies priekšstādātājiem! Es domāju, ka ir svarīgi paturēt prātā to, ka Britu parlaments varbūt ir nonācis dīkstāvē, bet šeit šajā diskusijā mēs viennozīmīgi uzrādām, ka Eiropas Savienība dīkstāvē nav gan. Nu, interesanti, ka Brexit partijai Farage kungs sastāv tādu lielu troksni, jo Westminsterā viņiem tādas iespējas vairs nav. Un tad, kas viņiem cits atliek, viņiem ir jāklaigā šeit. Starp citu, viņi pat uh, nav ievēlēti Westminsterā, proti, savā nacionālajā parlamentā. Nu, jā, kolēģi, eiroskeptiķi, nu, jums patīk tas, ka Eiropa var kritizēt, uzsverot, ka Eiropas Savienība nav demokrātiska. Un pēc pāris brīžiem viņi noteikti to atkārtos atkal savos komentāros. Nu, pilnīgi noteikti, bet uh, varu jums sacīt, ka Junkers un Tusks, nu, varbūt viņus apvainot daudzās lietās, bet katrā ziņā vismaz viņi nevē, nemēģina aizsvērt durvis mums, parlamentam. Kā jūs eiro skatīt turpmākajās minūtēs un, un stundās, jūs atkal iznesat šos smieklīgos sacējumus ar, ar padomju savienību, tad es domāju, ka mums īsāk būtu jānāk par Westminsteru, nevis par Strasbūru vai Briseli. Vai, lūk, tieši šāds slaidzājums tagad un turpmāk būtu vietā. Es ceru, priekšstādātāji, ka šodien ar balsojumu par šo rezolūciju mēs eh, vēlreiz atkārtosim to, ka esam vienoti jautājumā par Brexit, proti parlaments, eh, komisija un padomi ir vienoti savā nostājā. Tas nozīmē, ka arī 27 valsts ir vienotas, bet uh, diskusija nav par to. Diskusija, protams, diskusijas būtība ir teicēja, ka Brexits nevienam nenāk par labu. Tomēr kas tāds vienīgais pozitīvais graudiņš šeit ir tas, ka šī diskusija ir, ir apvienojusi no jauna. Uh, Eiropiešus. Un um, kopš uh, Brexit Eiropas projekts ir kļuvis aizvien populārāks. To mēs redzam visās sabiedriskās domas aptaujās, uh, visās Eiropas Savienības valstīs. Patiesībā tas signāls, ko mūsu pilsoņiem raidīja vēlēšana laikā, bija skaidrs. Mēs uh, vēlamies uh, turpināt celt Eiropu, nevis to graut un, un to pamest. Un to var sacīt par visām mūsu dalību valstīm. Patiesībā to var sacīt arī par Lielbritāniju. Jo gan ir 30 no 73 iet, ieceltajiem, tātad e, ievēlētajiem britu uh, deputātiem uh, atbalsta Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā. Un te es nonāku kolēģi pie svarīgākās savas tēzes, proti pie, pie līguma, pie, pie vienošanās, kas joprojām, manuprāt, ir iespējama. Mēs parlaments rezolūcijā izsakam tādus trīs priekšnoteikumus. Atgādināšu, kas te ir. Uh, Pirmkārt, tātad sargāt visu pilsoņu tiesības, gan Eiropas, gan, gan Britu pilsoņu intereses. Un jāsaka, ka nu, šobrīd tas pagaidām nav panākts. Ikdienas Britu presē varam saskarties ar priekšlikumiem, ar, ar, ar jautājumiem, ar, ar, ar, ar to, ka cilvēki varbūt 10 vai pat 20 gadus dzīvo Lielbritānijā, un kuriem joprojām nav tāda, tāda konkrēta pastāvīga statusa ka šeit ir nepieciešama fundamentālās, fundamentālās izmaiņas attiecībā uz to, kā vismaz Britu valdība traktē šo izstāšanās līguma punktu. Un mums uh, nav nepieciešams tās tīri birokrātiski šī līguma piemērojums. Mums ir nepieciešams tas, lai Britu valdība automātiski reģistrētu savā valstī visus Eiropas Savienības pilsoņus, dotu tiem konkrētu statusu, un gan es, gan jūs, uh, mēs zinām, ka premjeram Džonsonam, protams, ir uh, patīk sevi salīdzināt arī ar, ar, ar, uh, ar tātad filmu režisoriem un, un tēliem, bet, nu, kolēģi, runājot par pilsētiesībām, uh, tā vai tā, lai tēlotu uh, dusmīgo halku, viņiem būtu jāsmies iedvesmu no kāda, no kāda, kāda, kāda cita personāža, proti Dabtājas kundze, tātad tā, tā, auklīte, kas rūpējās par saviem bērniem šajā slavenajā. Uh, filmā Robija Viljams galvenajā lomā. Bet uh, par īrijas backstop vai, teiksim, kā Mišo var, to varētu saukt arī kā citādi, ja viņam nepatīk termins uh, back, backstop, mēs to varētu saukt par drošības tīklu, kā jūs to darījāt. Un uh, es domāju, ka, nu, šāds termins varbūt būtu pievilcīgāks. Šāds drošības tīkls mums ir nepieciešams, un ne tikai ekonomisku iemeslu dēļ vien. Svaigākais iemesls, kādēļ mums ir nepieciešams šis drošības tīkls, ir tas, lai uh, lai nodrošinātu, ka Īrijas slāne neatsākas vārdarbība. Tas, lūk, ir svarīgākais iemesls. Un man jāsaka, ka, eh, manuprāt, ir ārkārtīgi bezatbildīgi tas, kā rīkojas virkne Britu premjeru, sevišķi eh, īpaši ekstremālie torī. Esmu varbūt Junkers kungs vai, vai, vai Baņē kungs varētu man apstiprināt, bet es neesmu saskāries ne ar vienu mm, tādu alternatīvu backstopam eh, no Lietuvānijas valdības puses, vismaz pagaidām, ne? Un tādēļ eh, šis drošības tīkls un backstops, kāds tiek atspoguļots Britu presē, ka to attiecināt tikai uz lauksainicības produktiem, no to nepiet, nebūtu pie, pietiekami. Tas sastāda varbūt kaut kāds 30% no kopējiem uh, preču pakalpojumu importiem pār robežai, un tāpat šo backstopu nevar viennozīmīgi, tātad vienpusēji beigt un pielikt tam punktu. Jā, tas var kļūt par tādu pastāvīgu šantāžas instrumentu turpmākajās sarunās. Drošības tīkls ir drošības tīkls, un tas atrodas abu pušu rokās. Ne tikai Ziemeļīrijas eh, pusē, bet arī um, Eiropas Savienības pusē. Un mums pēc vēl mans pēdējais eh, komentārs mūsu nākotnes attiecības. Būtu vietā atgādināt kolēģiem. Mēs esam jauns parlaments, vairāk kā 60% no deputātiem ir jauniņi. Tādēļ ir svarīgi paturēt prātā to, ka šis parlaments nekad nevarēs pieņemt tādu vienošanos vai līgumu ar Lielbritāniju, kur Britiem ir visas priekšrocības, kas izriet no privās tirsniecības un no tarifiem. Un, man liekas, eh, tā neievēra mūsu ekoloģiskos veselības un sociālos eh, standārtus eh, nākotnē. Tas nekādā gadījumā neies cauri. Un vēl vēlos jums uzsvērt vienu lietu. Es zinu, ka ir tāda brita, kas uzskatā, nu tie mm, eiropieši sarunu, sarunu beigās, tad viņi gan jau piekāpsies un atteiksies. Varbūt, ka tā, tā arī varētu notikt, bet nu, mēs neesam muļķi. Nu, mēs nedrīksim pāri mūsu pašu uzņēmumiem, mēs aizstāvēsim mūsu tautsēmniecību. Mēs aizstāvēsim mūsu vienoto iekšējo tirgu, un mēs nekad nevarēsim uh, Eh, pieņemt eh, risinājumu, ko daži raksturo kā Singapūru pie eh, Ziemeļjūras. Tas nekādā gadījumā nenotiks. Un vispēcot. Noslēgumā sacīšu, ka, nu, kā jūs zināt, kā Brexits sāk, sākās tā, ka Davids Kamerons tādējādi ar šī referenduma palīdzību mēģināja vienkārši aizlīdzināt plaisas, kas bija radušās konservatīvajā partijā, Torija partijā. Tā rezultātā sašķēlās Britu sabiedrība. Un mēs, kā Eiropieši, nepieļausim to, ka Brexits eh, izraisīs šķelšanos un nekārtības Eiropas Savienībā un eh, mūsu kopējā Eiropas projektā. Paldies! Paldies par Hofstata kungam, un tagad aicinu Lamberta kungu. Lūdzu, priekšsēdētā kungs. Nu paldies, paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, mēs neizvēlējāmies Brexitu, taču mēs eh, akceptējam Britu elektorātu vairākuma izvēli. Un mēs to darām labā ticībā. Mēs vēlamies eh, vest sarunas par mm, izstāšanos, kas ļautu mums sakārtot eh, šo vienošanos, kas ļautu nodrošināt pēc iespējas labākus apstākļus Britiem un Eiropiešiem. Taču uh, Tas nekādā veidā neatbrīvo Britus no pienākuma, no dažādiem juridiskiem šķēršļiem, kas eh, tos ierobežoja vairāk kā 45 gadus darbojoties Eiropas Savienībā. Tāpat arī ir jāatcerās par eh, lielās piekdienas vienošanos un par to, ka ir bijis konflikts, kas ir līdz zaudēt eh, dzīvības vairāk kā 3000 cilvēku. Ir jāatcerās, ka Britu eh, parlamentā pārstāvji bieži vien izliekas, ka viņi ir aizmirsuši par šiem pienākumiem. Britu premjers kopsavilkumā varētu teikt, eh, ir pateicis Eiropiešiem, ka es jums te uzlikšu 500 km pārtraukumu vienotajā tirgu un es neuzņemšos nekādus pienākumus eh, neizvērst fiskālā un vīdes dempinga politiku pret Eiropas Savienību. Šāda veida attieksme nav akceptējama 27 mm, dalībvalstu vadītājiem un arī šeit mm, parlamentāriešiem. Mums ir vajadzīga apņemšanās vest sarunas pār tālāko sadarbību. Ja notiks šāda izstāšanās bez vienošanās, tad tā radīs ļoti smagu realitāti, par ko mēs nedrīkstam aizmirst. Es vēlētos teikt tiem, kas priecājas par šādu iznākumu Lielbritānijā, ka ņemot vērā šādas perspektīvas valstu un valdību vadītājiem, Eiropā nebūs nekādas izvēles. Tātad šeit ir runa par to, kas notiks, ja būs šāda izstāšanās bez vienošanās. Tas uzreiz ietekmēs vienoto tirgu, un 27 valstis noteikti vēlēsies iz, izvēlēties mazāko ļaunumu. Uzskatu, ka mums vajadzētu priecāties par to, ka mūsu grupā ir 11 britu deputāti. Šie eh, britu deputāti zina, kur ir viņu valsts intereses, un viņi zina, ka viņu valstī vislabāk būtu atrasties Eiropas Savienībā. Vēlos arī to teikt šeit. Tātad šeit runa par apvienoto karalisti un par to premjeru, kas mm, vēlas pagarināt uh, 50. panta piemērošanu, un ja šāda vēlme tiks pausta, mums vajadzētu tai piekrist. Mums ir jādara viss, lai mēs varētu izmantot šādu iespēju. Paldies! Paldies! Un tagad aicinu Dzanī kungu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es redzu, ka tiek šajā parlamentā arvien vairāk runāts par to, ka demokrātija ir apdraudēta, parlamenta deputāti tiek pakļauti garām lekcijām par to, kā ir jādarbojas demokrātijai, un to mēs dzirdam no dažādām pasaules malām. Atkal un atkal mums tas ir jādzird. Institūcijas arī saka, ka nelabprāt pieturās pie demokrātijas principiem, ka drīkst ne, ne, nepieļaut pārstāvību un ka lēmumus drīkst pieņemt bez ievēlēto pārstāvju atbalsta. Tas ir tas, ko mēs šobrīd pieredzam, un arī rezolūcijā tas atspoguļojas, un lielāka daļa šī parlamenta politisko grupu parakstīja šo rezolūciju. Skatos uz šo rezolūciju, un šķiet, ka Brexits ir tikai tāds pagaidu risinājums. Mēs, manuprāt, tagad skatāmies uz uh, referendumu kā uz demokrātiskās gribas paušanu un nevar to vienkārši atsaukt. Tas man pašam šķiet uh, nepieņemami, un tas attiecināms ne tikai uz Brexit kontekstu, bet daudz plašāk. Mēs varam atskatīties uz Eiropas Savienības neseno vēsturi. Ir daudz piemēru tam, kā Eiropas Savienībā šāda attieksme atspoguļojas. Institūcijas, piemēram, nedarbojas eh, pienācīgi gan Nīderlandē, gan Francijā. Piemēram, arī Grieķijas pilsoņi nobalsoja par to, lai eh, Briselē netiktu ļauts iesaistīties viņu iekšlietās, bet tas tika pārkāpts. Jā, tāpēc varam runāt par Lielbritānijas uh, parlamenta darbības pārtraukšanu, bet tas notiek saskaņā ar Lielbritānijas likumiem, un tas ir saistīts ar rezultātiem. Atceramies tiešām referenduma rezultātus, tauta ir paudusi savu viedokli. Un šķiet, ka cilvēki, kuri nepatīk Eiropas Savienības institūcijām, šie cilvēki vienkārši netiek pieņemti, viņi kaut kā pārveidoti, pārtulkoti. Un, manuprāt, Brexit skaidri parādīja, ka Eiropas institūcijas baidās. Institūcijas baidās no tā, ka Eiropas Savienība var zaudēt Lielbritāniju, un tas savukārt atspoguļo Eiropas Savienības uh, izdarītās kļūdas. Katrai valstī ir tiesības iet savu ceļu, un Tagad mēs redzam, ka īstenībā daudz labāk atrasties ārpus Eiropas Savienības. Lielbritānijas pilsoņi ir izdarījuši savu izvēli, un tāpēc es jūs lūdzu respektēt šo izvēli, kas ir izdarīta brīvi. To ir izdarījuši pilsoņi, un mēs nevaram vienkārši atkāpties no kādas pozīcijas un nevaram tagad apgalvot, ka Lielbritānijas pilsoņu pieņemtais lēmums mums nav pieņemams un ka tas būtu kaut kā pretrunā ar mūsu principiem. Šādas sarunas nav pieņemamas, tāpēc arī labāk būtu jums pārskatīt uh, savus principus, savus viedokļus un padomāt arī, kāpēc vispār kāda valsts, kādas valsts pilsoņi vēlas pamest Eiropas Savienību. Manuprāt, ir nepieciešams pārskatīt viedokli Es esmu nobežījies par to, kas šobrīd notiek, un es esmu vairāk nobežījies par Eiropas Savienībā esošo institucionālo un ekonomisko krīzi. Netik ļoti ar to, kas notiek apvienotajā karalistē. Šeit ir krīze. Eiropas parlamentā mēs redzam, ka politiskās grupas ir sašķeltas, ļoti fragmentētas. Un sanāca knapi savākt vairākumu, lai varētu komisijas priekšsēdētāju ievēlēt, un pagaidām tur vēl nav pat politikas. Tas nav īsti veids, kā vēlas funkcionēt valsts, kur ir paudusa viedokli, ka tā ir savs ceļš. Tāpēc arī nedrīkst šos demokrātiskos principus pārkāpt. Lielas paldies, un tagad lūdzu vada Ordena kungs. Uh, Priekšsēdētāja kungs, pirmkārt vēlos pateikties Žanklaudam Junkeram un Mišelam Barnie par viņu pozitīvajiem komentāriem, ko viņi pauduši šodien. Lielbritānijas valdība vēlas vienošanos, bet ne jebkādu vienošanos, bet tādu, ko varētu pieņemt parlaments un Lielbritānijas iedzīvotāji. Tas nozīmē, ka 31. oktobrī mums ir eh, jāiet prom. Mums vispār būtu bijis jā, jādodas prom daudz ātrāk, jau martā vai uh, novembrī, bet tagad šķiet, ka oktobrī būs tas termiņš, kurā mēs dodamies prom. Ja tas tā nenotiek, tad uh, Lielbritānija mainīsies režīms, varbūt cilvēku viedoklis mainīsies. Šāda ilūzija pastāv, bet tā nav pamatota. Kādas attiecības mēs vēlamies ar Lielbritāniju? Mēs vēlamies pozitīvas attiecības, uh, draudzīgas attiecības, uh, savstarpēji uh, izdevīgas attiecības, vai arī varbūt attiecības, kurās valda naids un neapmierinātība. Uh, Šobrīd jau ir dažāda veida vienošanās panāktas, un mēs esam parādījuši, abas puses ir parādījušas to, ka ir elastīga pieeja un ir mēģinājumi panākt vienošanos. Viss ir iespējams, ja eksistē politiskā griba. Lielbritānijas Valdība ir skaidri pateikusi, ka Eiropas Savienības iedzīvotāji var palikt apvienotajā karalistē, Eh, daudziem cilvēkiem jau ir piešķirts nostiprinātais status, un joprojām cilvēki var pieteikties un iegūt nostiprināto statusu. Arī Eiropas Savienībai ir nepieciešams pieņemt šādu pašu pieeju Lielbritānijas pilsoņiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Problēma, kas līdz galam vēl nav atrisināta, ir robeža starp īrijas republiku un Ziemeļīriju. Mēs esam ieinteresēti tajā, lai uh, uz īrijas salas valdītu miers. Lielbritānijas valdība ir ieinteresēta, Ziemeļīrijas iedzīvotāji ir ieinteresēti. Par robežu šeit nav runāts, bet ir jāatcerās par divām tradīcijām, kas eksistē īrijā, par divām kopienām, un atceramies, ka lielākā daļa uh, Ziemeļīrijas uh, iedzīvotāji ir uh, savienības piekratē. Viņiem uh, Viņi, viņi ir lepni par to, ka viņi pieder gan pie uh, Lielbritānijas, gan pie Eiropas Savienības. Tāpēc šeit būtu nepieciešama kāda radoša pieeja, lai varētu rast alternatīvu risinājumu, nevis uh, uh alternatīvu risinājumu šim uh, drošības tīklam, kas jau tika pieminēts. Manuprāt, Verhofstadt rezolūcija nav šobrīd neko papildinājusi. Mēs vēlamies, lai būtu Brexita vadošā grupa. Uh, kurā būtu pārstāvi, kas vadītos pēc demokrātiskiem principiem un o, lai nāktu klajā ar savām idejām, nevis atkal atkārtotu mantru, kas visiem jau ir apnikusi. Un ne tikai Lielbritānijas parlamenta palātas, bet arī Eiropas parlaments ir atbildīgs par rezultātiem. Kolēģi, e, visi no jums Eh, kas pārstāv pie varas esošās partijas. Runājiet ar saviem draugiem, un arī jums, Barniekungs, ir nepieciešams kaut ko panākt. Un pirms 17. oktobrī būs padomas sanāksme, eh, padomē ir nepieciešams izdarīt savu mājas darbu. Starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību var pastāvēt laba partnerība, kas nāks mums visiem par labu gadiem uz priekšu. Paldies! Širvelona kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Es esmu jauns deputāts parlamentā, un par Brexitu parasti runā, ka tas iznīcina impēriju. Tā ir Eiropas Savienība, par ko mēs runājam. Un Brexit ar savu politiku pagaidām ir panācis to, ka apvienotā karalista atrodas uh, politiskajā krīzē. Un šī politiskā krīze uh, iedzīvotājiem, uzņēmējiem, maziem uzņēmējiem radīja sekas, nopietnas sociālas sekas. Šāda politika nav Eiropas Savienības vai Lielbritānijas iedzīvotāju interesēs. Un uh, Borisa Džonsona valdība uh, arī to skaidri zina. Un uh, to varētu saukt par tādu Operation Yellowhammer un salīdzināt ar Jamesa, Fon uh, Jamesa Bonda uh, filmām. Uh, bet reāla situācija būs tāda, ka būs sociālā nedrošība, būs uh, uh pārtikas un medikamentu piegāžu trūkums, bet šķiet, ka valdībai tieši šāda politiskā stratēģija šķiet pieņemama. Pat ja tas ir galīgi nepareizs uh, ceļš. Un mēs šeit nerunājam par tā kaut ko abstraktu, kad mēs runājam par Brexitu ar vai bez līguma. Mēs runājam par to, ka, piemēram, Polijas vai Vācijas uh, Eh, medicīnas eh, darbinieks, kas strādā šobrīd apvienotajā karalistē, nevar būt droši par to, ka viņš saņems uzturēšanās atļauju. Mēs runājam arī par to, ka pensionāri nav līdz galam pārliecināti par to, vai Lielbritānija turpinās viņiem maksāt pensiju, ja viņi turpinās dzīvot Eiropas Savienības teritorijā. Mēs varam arī iztēloties kādu ģimeni Belfastā, kas, uh, vedot savus bērnus uz skolu, nevar būt simtprocentīgi pārliecināti par savu nākotni. Tātad, ja mēs runājam par Brexit bez līguma, tad ir jāsaprot, ka Lielbritānijas politiķiem ir kaut kas beidzot jādara. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, mēs runājam par par demokrātiju. Mēs varam atcerēties eh, par to, kāda agrāk bija demokrātija. Atceramies arī koloniālo vēsturi. Atceramies tādus kā John Maynard Kingson vai arī Karlu Marksu. Bet es atcaucu šobrīd atmiņā, un tas ir kaut kas līdzīgs tam, ko teica Ferhofstata kungs. Viņš pieminēja Halku, kas ir komiksu uh, personāžs. Un Viņš centās iestāties par sociālajām tiesībām, un varam teikt, ka viņš bija tāds gudrs politiķis, un mēs Eiropas parlamentā esam par uh, demokrātiju, un mēs atbalstām to rezolūciju, kas šobrīd ir izstrādāta. Paldies! Tagad uh, skatos, nākamais ir Sinciča kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Mēs tagad runājam par Brexitu. Ir Bijuši jau vairāki mēģinājumi, lai Lielbritānijas referenduma rezultātus padarītu par nederīgiem. Kādi ir iemesli? Tiek uzskatīts, ka varētu referendumu kādas 3-4 reizes atkārtot, eh, lai varbūt saņemtu vēlamo rezultātu. Vai tāda ir referenduma ideja? Tas tiešām padara demokrātiju absurdu. Citēšu pārfrazējot Edvara Greigo, kas agrāk bija Lielbritānijas ārlietu ministrs. Viņš teica, ka attiecības, vienošanās, vārds, kas ir dots, tam visam ir jābūt kaut kādai vērtībai. Savādāk um, nav loģikas vispār turpināt strādāt. Tāpēc arī referendumam ir jābūt spēkā. Ir, referendums ir jārespektē. Referendums atspoguļo Lielbritānijas iedzīvotāju vēlmes un uh, attieksme. Arī šeit man blakus sēž 29 cilvēki, kas ir par Brexitu. Un tās atkal atspoguļo Lielbritānijas iedzīvotāju patieso gribu nākotnē. Mēs varam sagaidīt uh, nopietnas not notikumus. Pirms dažām nedēļām Fanderlainas kundze runāja par ārlietu politiku un uzskata, ka ārlietu politika uh, ir jāievieš no jauna. Manuprāt, tas ir e, īsti neloģiski, jo nebūtu pareizi, ja uh, Eiropas Savienība diktētu Horvātijai vai kādai citai valstī par uh, kā tai rīkoties ar saviem kaimiņiem. Manuprāt, šāda federalizācija pilnīgi nav vajadzīga, tā ir jāpārtrauc. Eiroskeptiķi teiks, ka tas ir, uh, ka, ka tas ir bīstami, bet eiro fundamentālisms ir bīstams. Merkeles veids arī ir bīstams. Nav īsti, īsti iespējas pārdefinēt mūsu politiku. Brexit, es uzskatu, ir tikai sākums. Kas mums ir nepieciešams, ir, lai tās valstis, kas vēlas izstāties no Eiropas Savienības, varētu izdarīt to ātri. Paldies! Thank you. Uh... Lielas paldies, Lūdzu, Hibneres kundze. Priekšsēdētāja kungs, cienījami deputāti, mēs uh, šobrīd diskutējām un ir paredzēts šodien balsot jau par piekto Brexit rezolūciju, un tas ir brīdis, kad uh, Lielbritānijas parlamenta darbība ir pārtraukta. Un es domāju, ka lielāka daļa no mums uh, uh, nav apmierināti ar to, ka Brexit notiek, bet mēs visi vēlamies, lai Brexit notiktu sakārtotā veidā. Mēs esam gatavi sadarboties, turpināt sadarboties ar Mišelu Barnie. Vienošanās, kas šobrīd uh, ir piedāvāta, nodrošināt tiesisko noteiktību visiem, kuri atrodas Brexit abās pusēs, bet it sevišķi pilsoņiem, iedzīvotājiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. uzņēmumiem uh, un tas mums, Eiropas parlamentam, ir sevišķi svarīgi. Šī vienošanās ir bezprecedenta, uh, bezprecedenta izstāšanās, kas ir notikusi mūsdienās. Tā ir no, uh, kad Lielbritānija izstājies no Eiropas Savienības, un mēs vēlamies, lai tas notiktu pret uh, lai tas eh, notiktu saskaņā ar visiem noteikumiem, mums ir jādomā par to, kā mēs nākotnē varēsim veidot attiecības starp Eiropas Savienību un apvienotā karalisti. Mēs nevaram uh, pieļaut bezlīguma risinājumu. Mēs vēlamies, lai būtu alternatīvs risinājums nākotnē. Backstop ir uh, tiešām krīzes situācijas risinājums, un to nebūtu nepieciešams izmantot kā šī vienošanās būtisku sastāvdaļu. Žēl, ka apvienotā karaliste vēl nav piedāvājusi uh, juridiski saistošu un veiksmīgu risinājumu. Uh, Mēs šobrīd gaidām, pacietīgi gaidām, līdz tas notiks. Joprojām pastāv iespēja, ka mēs vienosimies, un, manuprāt, mums skaidri jāpasaka, ka risinājums bez līguma tas būtu tikai Lielbritānijas valdības eh, darbības rezultāts. Arī šobrīd dažāda veida risinājumi, gatavības un situatīvās plānošanas pasākumi, tie ir tikai pagaidu risinājumi. Tā arī nerisina jautājumus, uh, kas ir saistīti ar pilsoņu tiesībām un dažāda veida uh, pasākumiem. Neskatoties uz to, ko ir teicis premjerministrs, mēs tiešām ceram, ka mēs varēsim vienoties uh, un panākt vienošanos, kas ir demokrātiska. Atvainojiet, ka es runāju pārāk ilgi, un priekšsēdētājs saka, Danuta, nu jau ir par vēlu uh, uztraukties par uh, laika kavēšanu, un tāpēc arī lūdzu, jo 14 cilvēki ir pieteikušies brīvajā mikrofonā, varbūt mēs varam darīt tā, ka uh, runāsim tik, tik ilgi, cik ir uh, atvēlēts. Un tagad es aicinu Silva Perera kundzi, kungu, jums, jūs noteikti pieturēsieties pie atvēlētā laika. Paldies! Mēs atkal runājam par Brexitu. Un mēs varam par to runāt demokrātiski, brīvi un atklāti. Un tā, tādas tiesības noteikti ir katram parlamentam, eh, kas pieredz šādu situāciju. Eiropas parlaments ir vienīgais pilnīgi strādājošs parlaments, kas pārstāv uh, Lielbritānijas uh, iedzīvotājus. Uh, rezolūcija, ko ir piedāvājuši sociālisti un, ko, ka, ka, un kopā ar citām politiskajām grupām parāda, cik ļoti vienot mēs esam šajā brīdī, kad apvienotā karaliste plāno pamest uh, Eiropas Savienību. Mēs pilnībā e, akceptējām Lielbritānijas iedzīvotāju gribu, bet ja Brexit ir paredzēts, tad uh, Brexitam ir jānotiek sakārtotā veidā, jo izstāšanās bez līguma ir vissliktākais veids, kā to var darīt. Jā, mēs dzirdējam, ko saka Boris Džonsons. Viņš saka, ka vēlas vienoties ar Eiropas Savienību, neizmantojot īrijas backstop risinājumu, un ja tas nenotiks, tad ir jāizstājas līdz nākamā mēneša sākumam. Bet ja Džonsona gungs tik tiešām nopietni par to runāja, par to, ka turpmākais dienās varēs vienoties par līgumu, tad līdz šim varētu izdarīt kaut ko ļoti vienkāršu - nākt klājā ar rakstisku priekšlikumu par to, kāda varētu būt alternatīva, kas ir juridiski uh, precīza, saistoša un izmantojama. Ja tā kā tas nav noticis, tad līdz ar to šķiet, ka nav nekāda uh, nopietna iemesla uh, izstāties ar līgumu. Tātad, ja apvienotā karaliste pametīs Eiropas Savienību bez līguma tā pilnīgi būs Lielbritānijas valdības vaina. Neviens cits nebūs par to atbildīgs. Gan pārstāvju, gan Lordu palāta norādīja uz to, ka būtu nepieciešams pagarināt 50. panta darbību, ja vienošanās nav panākta, un nav nekad bijis dots mandāts uh, izstāties bez līguma no Lielbritānijas iedzīvotāja puses. Arī uh, E, Lielbritānijas parlaments nav devis mandātu izstāties bez līguma, tāpēc mēs varam uh, e, atsaukties uz šo rezolūciju, kurā ir parādīts, ka Eiropas parlaments var atbalstīt 50. panta uh, pagarināšanu, lai izvairītos no izstāšanos bez līguma. Un kā mēs uzskatām, varētu notikt uh, 50. panta darbības pagarināšana, uh, mums būs iespēja uh, nodrošināt politisko risinājumu un atsaukt, atkal atgriezt kontroli cilvēkiem tā, lai viņi varētu vēlreiz paust savu viedokli par Brexitu. Paldies! Paldies, Gibsons kundzei, vienu minūtu, lūdzu. Šodien esam nonākuši ļoti riskantā, bīstamā situācijā. Situācijā, kas ir tikpat bīstama Lielbritānijā kā Eiropas Savienībai. Mēs atskaramies ar briesmām ka mūsu paguruma rezultātā nokļūs priekšstēta katastrofa, ka esam pārlieku sadraukušies, lai turpinātu sarunas un vienkārši pieaugtām punktu. Ir apdraudēta demokrātija, stabilitāte, tiesiskums. Ir apdraudēta um, parlamentu suverenitāte visur Eiropā, ir apdraudētas pilsoņu tiesības. Es uh, no sirds aicinu parlamentu atbalstīt šo rezolūciju un pārvarēt šo Brexit sagurumu atbalstīja 50. panta sarunu pagarināšanu, lai dotu iespēju Lielbritānijas parlamentam atvēlēt pie, pietiekamu laiku sakaut uh, šo mm, diktatoru, kurš ir uh, apklusinājis visu parlamentu māti, Britu parlamentu. Pastāv reāls briesmas, reāls draudz, ka mm, Brexits jebkurā formā tomēr nāks par sliktu mums visiem. Brexits bez vienošanās būs pilnīga katastrofa. Ir vērts atvēlēt nepietiekamo laiku tam, lai to novērstu. Paldies! for two minutes. Smita kungam divas minūtes, lūdzu. Priekšsādētāji pateicos kolēģi labu rītu. Brexits ir izraisījis frustrāciju visiem no paša sākuma. Mēs to visu nožēlojam, tas ir skumīgs eh, eh, pavērsiens, un tāpat Skotijas viedokļa raugoties tā netaisnība. Mēs balsojam par to, lai paliktu Eiropas Savienībā. Ir balsoja par to, lai, lai paliktu. Uh, Un miera process Irijas salā ir svēts un jāaizsargā. Ir runa par disfunkcionālu Vestminsteru, kas nav piemērota modernai pasaulē. Tā nav piemērota sastarpēji saistīta globālajai pasaulē. Mūsu pašmā problēmas ir mūsu lieta. Jums ir jārunā ar sarunu partneriem, kāda jūs rīcībā, un es varu par to vien atvainoties. Šodien mēģinam izvairīties no, no traģiskas kļūdas no nu, kļūdas, kas dārgi maksātu Skotijai, Lielbritānijai un Eiropas Savienībai. Ir viens tirdu arguments, ka mums ir jāpanāk, lai Brexits tiktu pabeigts, lai, lai tas notiktu, lai, lai tas realizētos. Un citi arī argumentus, ka mm, mm nu, Britiem e, bieži piešieno taisnību, un tā, tas, protams, ir. Es saprotu, ka procesam ir jābūt kārtīgam, ir jāmazina iespējamās negatīvās sakas. Bet, kolēģi, man jums ir sliktas ziņas. Labs Brexits vispār nav iespējams ilgspējīgas atbildes uz Brexitu vienkārši nav. Tie, ar, ar ko jūs uh, saskaraties, kas ir uh, tukšie, um, tātad britu konservatīvie zvani, kas uh, ir pakļau, pakļaušies saviem priekšladoņiem un ir pārtraukuši savu darbu, viņiem nav plānu ilgspējīgai darbībai. Ja Brexits notiks ar vai bez nolīguma, viņi to izmantos kā, kā no, um, vienkārši um, priekšnoteikumu tam, lai turpinātu šķelt Eiropu Lielbritānijas Savienību. Sociālais dempings, vīdes dempings, eh, ekonomiskais eh, dempings, eh, to lūk jūs saskārsties tepat, jo es jūs robežām uz Britu salas. Labs Brexits vienkārši nav iespējams labs iznākums šīm sarunām vienkārši nav iespējams. Es eh, nevaru atbalstīt rezolūciju. Šodien es eh, saprotu, ka esat strādājuši godprātīgi, bet eh, nedomāju, ka izstāšanās līgums var panākt labs iznākums. Pie tā vainīgi Britu sarunvedēji. Skotijai nepieciešams vairāk laika, lai pagrieztu Brexit ratu atpakaļ. Ceru, ka šis laiks mums arī tiks piešķirts. Paldies! Are you finished? Vai jūs beidzāt? Beidzāt īstenāties eh, Brexit partijas pārstāvi vai cā priekšsādātāji? No zāles nāca kāds um, um, neskaidrs komentārs. Eh, uh, Priekšsēdētāji vēlas atjaunot disciplīnu zālē. Thank you. Mr. Beck. Bēka kungs, trīs minūtes. Priekšādātājs kundzei. Lielbritānija hausa priekšā kliedza Britu un izsmeja Vācu mēdī. Līdzīgi kā eh, tad, kad bija histērija par Brexita referendumu. Tomēr mēs eh, varēsim saskarties ar smagām sekām. Lielbritānija ir trešais lielākais vācu eksporta tirgus, un kopā ar ASV tas ir arī ienesīgākais tirgus. Pārējai Eiropas Savienībai tas ir otrais lielākais noieta tirgus. Ja nebūs vienošanās par Brexitu, tad mēs varam zaudēt pat desmit tūkstošus vācu darba vietu, galvenokārt automobīļu industrijā. Tāpat arī nebūs vairs britu neto iemaksu - 10 līdz 12 miljārdu eiro apmērā. Galvenokārt šīs izmaksas vajadzēs sekta paklausīgajai Vācijai. Kāpēc tad Eiropas Savienība pretojas šādai iespējai šķirties draudzīgi? Apvienotā karaliste ir vedusi sarunas labā ticībā, iespējams pat pārāk labā ticībā tad, kad tā piekrita visām Eiropas Savienības sākotnējām prasībām par sarunu laika grafiku, par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām un par šķiršanās rēķinu. Eiropas Savienība reaģēja uh, sacepot šo īru backstopa problēmu. Kurš tad patiešām tic, ka sporādiskas vai elektroniskas muitas pārbaudas uh, varētu novest pie vardarbības un terora īrijā. Pat uh, Mišels Barņē tam netic. Viņš mēģina izmantot, izmantot backstopu, lai atstātu Lielbritāniju pastāvīgā muitas savienībā vai lai piespiestu organizēt otru referendumu. Stājoties pretī visai finanšu un politiskajai kārtībai un visiem politiski korektajiem viedokļiem, Britu tauta nobalsoja izstāties no Eiropas Savienības 52 pret 48 procenti. Tieši ar šādu proporciju Eiropas parlaments apstiprināja Eiropas komisijas priekšādātāju Fonderlainu. 17. 17,4 miljonu britu pilsoņu nobalsoja par Brexitu. Tas ir lielākais britu pilsoņu skaits, kas jebkad par kaut ko ir nobalsojis. Mišels Barņē ir ļoti gudrs un prasmīgs sarunu vedējs, taču viņš mēģina padarīt Lielbritāniju par vasaļu valsti vai arī alternatīvi viņš riskē ar um, ļoti lielu darba vietu um, zaudējumu Eiropas Savienībā. Jebkurš no šiem iznākumiem ir neakceptējams. Minute, mis... Vienu minūti Lingrēna kunga rīcībā, lūdzu. Paldies priekšstādētājiem. Brexits liecina par um, krīzi starp Eiropas Savienību un uh, Lielbritāniju. Abām pusēm grūtības sagatavot konkrētus priekšlikumus. Gadu simtiem esam rīkojušies citādi, un nu, Lielbritānija vairs nevēlas palikt uh, Eiropas uh, Savienībām. 50. gados bija līdzīga aina. Um, Libertālija nevēlējās um, iestāties uh, muitas uh, savienībā un uh, brīvajā tirgu. Nu, būtībā tagad situācija ir um, atjaunojusies. Reizēm tiek uzskatīts, ka varbūt uh, izstāties no uh, Savienības uh, mm, Lielbritānija varētu pieņemt ko līdzīgu EFTA statusam, bet uh, Britu tautie paudus savu gribu, tā ir jāsako. Ievērosim saru runas laiku, saka priekšsēdētāji, lūdzu to nepārsniegt Andersonis, kundze pusotru minūtu. Kolēģi, man īrijas pasē sacīts, ka man ir tiesības kopš dzimšanas, tādēļ katram cilvēkam, kas ir piedzimis īrijas salas, uh, ir tiesības būt arī īrijas tautas um, pilsoņi. Um, Šajā rezolūcijā ir skaidri uzsvērts, ka mēs ir Ziemeņīrijā, līdz ar to es, mums ir tiesības būt uz Eiropas, tātad pretendēt Eiropas saimnības pilsoņu tiesībām, neatkarīgi no tās vietas, kur mēs mītam. Uh, backstop, jeb uh, šis drošības tīkls ir būtisks tam, lai nodrošinātu to, ka nav fiziskās robežas starp uh, Ziemeņīriju un Īriju, lai aizstāvētu mūsu ekonomiku. Uh, Un vienlaikus tādējādi mēs, mēs tiek neņemt vērā ir griba. Mēs balsojām par palikšanu Eiropas Savienībā. Ir svarīgi, lai parlaments, kā jau sacīts rezolūcijā, atzītu, ka katrs brīvi paustās gribas ievērošana ir leģitīma. Vairums Ziemeļīrijas iedzīvotāju balsoja par to, ka vēlamies mainīt savu statusu, ka vēlamies pašnoteikšanās tiesības, kas ir atspoguļotas Lielās piekdienas nolīgumā, Britu un īrijas tiesības. Eiropas padomjas paziņojumā tiek sacīts, ka runājot par, Eiropu, par īrijas uh, apvienošanos, uh, Ziemeļīrija varēs baudīt visas priekšrocības, kas ir uh, no dalības Eiropas saimnībā. Makro kungs uzsvēra, ka risinājums pēc, tātad, uh, um, drošības tīkla problēma ir apvienošanās. Sabiedriskās domas aptaujas arī liecina par to, ka ir tauta atbalsta apvienošanos. Lielās eh, piedienas noliegums ir uh, tas ceļš, kas ir ejams, lai uh, at, atjaunotu mieru un stabilitāti īrijā. Paldies, Ferēžu kungs, divas minūtes. Paldies, viena lieta ir skaidra. Junkars un Bārņē no rīta runā, runā, un viņi, viņi saka, ka mēs esam pa visu, pavisam tuvu tam, lai 17. oktobrī panāktu vienošanos par, par backstop uh, samitā. Abas puses, protams, to pasniegs kā sarunu uzvaru. Mums būtu jāatgādina sev, ka šis līgums arī bez backstopa ir ārkārtīgi slikts, uh, slikts uh, līgums, slikts darījums Lielbritānijai. Un mēs būsim ieslogoti Eiropas saimnības normās būsim pakļauti Eiropas Savienības tiesai. Un um, sliktākais šajā līgumā ir tas, ka jebkuras nākotnes attiecības um, uh, balstīsies uz labticību, uz labticīgām attiecībām. Tādēļ mēs būsim pilnībā jūsu rokās, Eiropas Savienības rokās. Um, būtībā būsim atkarīgi no jūsu žēlistības. Ņemot vērā pēdējo nedēļu notikumus, uh, man grūti noticēt, ka šī labticība starp abām pusēm pastāv. Es, protams, te Atcaucos uz Luksemburgas premjeru sacīto, kurš sacīja, ka faktiski viņš eh, pazemoja Britu premjeru visai šokējoši, lai tiktu sveikts kā varonis no mm, Makrona kunga puses Elizējas pilī vakar. Man ir pilnīgi skaidrs, ka eh, nonākot šajā slazdā, nu, faktiski tas bija Beņē kunga mēģinājums no paša sākuma. Paturiet mūs šeit, un jūs no rīta varat uzsvērāt, ka jūs vēlaties, lai mēs paliekam muitas savienībā. Uh, Mēs dzirdējām no citiem, ka um, jūs vēlaties, ka mēs izstāsimies no muļķa savienības, izstāsimies no iekšā tirgus un normām kļūsim konkurētspējīgāki, kļūsim uh, ar turīgāki ārpus Eiropas Savienības. Būsim, mums būs labāk nekā Eiropas Savienībā. Ferhofštāt kungs, uh, jūs Eiropas impērija mums nav vajadzīga. Vienīgais veids, kā panākt referendumu rezultātu ievērošanu, ir, ir uh, viennozīmīgs skaidrs Brexits. Pēc tam varēsim arī kā pieauguši sēsties pie galda un runāt par tirzniecību turpmākajām sarunām. Paldies! Mr. Gonzales. Gonzales Pons, pusotra minūte. Tad, kad es biju jauns students un sāku iesaistīties politikā, es uzskatīju, ka apvienotā karaliste ir pats augstākais piemērs demokrātijai. Vairs nē. Uh, Es uzskatu, ka Britu demokrātija ir tikai ēna no tās, kāda tā agrāk bija. Tādu politiķu dēļ kā Ferāčs. Pašlaik Lielbritānija piedzīvo savus tumšākos laikus kopš kara, un parlaments ir aizslēgts. Šīs parlaments pašā pēdējā sarunu brīdī ir vaļā, bet Brītu parlaments ir slēgts. Tieši tāpēc mums visiem šodien ir jārunā angliski. Mēs pārstāvam ne tikai Eiropas cilvēkus, mēs pārstāvam arī Britus. Šodien šī ir arī Britu demokrātijas māja. Lielbritānija pašlaik ir ieņēmuši nacionālistiski politiķi, kas mēģina uzcelt fiziskas un garīgas robežas. Mēs redzam, ka sarunas ir uh, noritējušas uh, ļoti caurzemā veidā un labā ticībā. Junkers un Barņē ir veduši sarunas kā džentelmeņi. Es nezinu, vai Britu premjers, uh, par Britu premjeru var teikt to pašu. Mēs nebūsim pretī pagurinājumam, taču mēs gribam zināt līdz kādam datumam un kāpēc. Mēs vairs nevaram tērēt laiku. Es eh, gribētu aicināt premjeru respektēt Britu parlamentu. Un es eh, gribu aicināt viņu arī respektēt demokrātiju Eiropā, jo Brexits pašlaik nav katastrofa, tas ir kaut kas vairāk. Liels paldies Gonzālesam Poncam un tagad eh, vārds Korbeta kungam. Priekšsādātāji, Lielbritānijā pašlaik ir haotiska politiskā situācija, taču kolēģiem nevajadzētu uzskatīt, ka Eh, šis eh, premjers, nedz arī tas bariņš tur ap kreisi pārstāv britu tautu. Nē, viņi to nedara. Un eh, kaut arī Brit Boris Čonsons uzskata, ka viņš vēlas vienošanos, viņš nav nācis klajā ar nevienu priekšlikumu, un šīs idejas, ko viņš dažkārt izmet attiecībā uz risinājumu, nebūtu akceptējamas nec šeit, nec arī Brītu parlamentā. Viņš virzās uz izstāšanos bez vienošanās, taču Brītu parlaments ir pieņēmis eh, likumus, lai novērstu šādu iznākumu, lai pieprasītu uh, pagarinājumu, nevis eh, Brexitu. Uh, un vairākums Britu parlamentā tagad ir par to. Pašlaik viņam ir minoritātes valdība, viņš ir zaudējis valdības locekļus, viņš ir zaudējis deputātus, un ikviena opozīcijas partija, leiboristi, zaļie, skotu, ir nacionālisti, visi vēlas jaunu referendumu. Šādā referendumā uh, izvēloties Borisa Džonsona vienošanos vai um, izstāšanos bez vienošanās, lielākā daļa izvēlētos palikt Eiropas Savienībā. Kaut arī jūs jūtaties vīlušies Britu valdībā un Britu premjerā, atcerieties par Britu tautu. Sabiedrības viedoklis mainās. Jauns referendums ir pamatots. Jauns referendums ir pamatots, tāpēc, ka Brexits absolūti nelīdzinās tam, ko tie tur teica kampaņas laikā. Viņi teica, ka tas būs vienkārši. Viņi teica, ka mēs eh, ietaupīsim daudz naudas un ka veselības dienas tiks uzlabots. Viņi teica, ka tas nāks par labu Britu ekonomikai un darba vietām. Tagad pierādās pilnīgi pretējais. Tieši tāpēc tiem, kas balsoja par izstāšanos, tagad ir tiesības teikt, tas nav tas, ko man solīja, tas nav tas, par ko es balsoju. Tieši tāpēc Britu tautai ir jādod otra iespēja. Lūdzu, dodiet mums šo pagarinājumu, lūdzu piekrītiet šim pagarinājumam, lai mēs varētu to visu atrisināt. Paldies! Viena minūte Longas kundzei. Priekšādātājs kundze man ievēlēja, ka uh, proeiropeisko balsi Ziemeļīrijā. Lielākā daļa balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā, un viņi piedalījās arī Eiropas vēlēšanās. Dalība Eiropas Savienībā mums ir ļoti svarīga. Eiropas Savienības pilsonība ir tāda dalīta identitāte. Šeit ir runa par to, ka ļoti liela daļa nepiekrīt nacionalistiem. Lielās piekdienas vienošanās balstās uz Eiropas principiem, uz neatkarības sadarbību, un to vajadzētu saglabāt. DUB partijas valdība neklausās mūsos. Viņi nerunā vairākuma vārdā, un 98. gadā viņi bija pret Lielās piekdienas vienošanos. Arī to laika viņi ne nerunāja visas Ziemeļīrijas vārdā. Nav nekāda laba vai saprātīga Brexita, taču Brexits bez vienošanās būtu katastrofāls Ziemeļīrijai. Daudzi saka, ka mm, nevienošanās nebūs nekāda problēma. Nu, paklausieties tajos, kas dzīvo otrā pusē robežai. Viņi saka kaut ko citu. Mēs strādājam pie tā, lai izvairītos no šāda Brexita bez vienošanās. Mums ir vajadzīgs laiks, viņiem ir vajadzīgs vairāk iespēju vest sarunas. Brexits ietekmēs mūsu visu nākotni, tieši tāpēc ir svarīgi visu izdarīt pareizi, nevis tikai kaut ko izdarīt. Ask, uh... Es uh, gribētu aicināt uh, deputātus uh, šajā zāles pusē, ja jūs vēlaties sarunāties, tad varbūt dariet to čukstus, jo jūs traucējat pārējiem. Tagad došu vārdu divas minūtes Skot Keito kundzei. Priekšādātāji no paša sākuma Brexits runāja par kontroli, par to, ka mēs pārņemsim kontroli no Eiropas. Uh, visā, visa tauta protestē par, pret eh, parlamenta apturēšanu. Un tas nozīmē, ka Britu premjers vairs nevar nekur parādīties sabiedrībā apvienotajā karalistē un pat arī Luksemburgā nē, kā to nesen pieredzējām. Kontrolas pārņemšana nozīmē, ka kontrola tiek atņemta pārstāvjiem parlamentā, kontrola tiek atņemta mm, ierēģiem, tāpat arī tiem, kas mēģina nodrošināt eh, likuma varu. Uh, Te ir runa tikai par bagātiem oligarhiem, kas vēlas izvairīties no nodokļu maksāšanas un vēlas eh, atbrīvoties no likumiem, kas ir būtiski visiem uz planētas. Varbūt jūs varētu runāt mazliet lēnāk, saka priekšādātāja. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi šādi taisnīgi spēles noteikumi attiecībā uz vīdi, sociālajām tiesībām un uh, līdztiesību. Mēs nevaram pieļaut, ka visi standarti tiek pazemināti, kur Lielbritānija kļūtu par vergu valsti vai tādu valsti, kur netiek maksāti nodokļi. Diemžēl 5 miljoni m, mm, Eiropas uh, Savienības pilsoņu ir zaudējuši savas tiesības un ir uh, m, mm, kļuvuši par tādiem, kas mēģina darīt visu, lai viņu ģimenes netiktu šķirtas, lai viņi varētu turpināt mierīgi dzīvot. Es uzskatu, ka tas ir pats svarīgākais mūsu rezolūcijā. Kaut arī situācija manā valstī ir haotiska un demokrātija tiek uh, spiesta pie zemes, mums ir jādara viss, lai to aizsargātu. Mūsu rezolūcijas galvenā ziņa ir tāda, ka mēs aicinām uh, Eiropas Savienības padomi piešķirt pagarinājumu apvienotāju karalistei, lai demokrātiskie spēki apvienotāju karalistē varētu pārņemt kontroli un regulēt šo krīzi. Tikai mēs, tauta, varam vērsties pret Džonsonu un viņa pakāpiem. Mums vajadz, ir vajadzīgs laiks, lai mēs varētu atkal pārņemt kontroli no oligarhiem. Tikai tautas nobalsojums varētu garantēt to, ka vairākums, kas tagad vēlas palikt Eiropas Savienībā, varētu pielikt punktu šim Brexita murgam. Minutes, Divas minūtes, Madisona kungs. Paldies, priekšādātāji! Šajā uh, vēsturiskajā dienā 58% nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. Ir pagājušas vairāk nekā tūkstots dienas kopš referenduma, un uh, politiskā elite gan apvienotajā karalstē, gan Eiropas Savienībā ir eh, mēģinājuši vērsties pret eh, Īrijas un Lielbritānijas tautu. Uh, E, lēmums izstāties no Eiropas Savienības ir saistošs, un tiem, kas ir pie varas, ir jāīsteno referenduma rezultāti. Daži politiķi uzskata, ka e, viņi var kaut kādā veidā grozīt Brexitu, taču e, tauta jau ir tā, kas ir dod varu tiem, kas ir pie varas. Politiskā elite mūsdienās mēģina to aizmirst. Eiropas Savienība māca trešajām valstīm par demokrātiju un likuma varu, taču pati savā pagalmā tā respektē demokrātiskos rezultātus tikai tad, kad tie atbilst uh, Eiropas federālistu ideoloģijai. Uh, Lēmums par izstāšanos no Eiropas Savienības eh, vienmēr saistījās ar iespēju izstāties, taču tagad ir kļuvis skaidrs, ka politiķi dara visu, kas ir viņu spēkos, lai novērstu Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Gijs Ferhofštāts eh, pat priecājas par to, ka viņi ir turējuši apvienoto karalisti ķīlnieces lomā jau gandrīz piecus gadus. Uh, Eh, Boris Džonsons mēģina panākt, lai Brexits tiktu realizēts, taču pārstāju palāta visu laiku mēģina to novērst. Nesen nobalsojot par to, ka Brexits bez eh, vienošanās ir nelegāls. Padome var bloķēt pagarinājumu. Džonsons var vienoties par uh, cita veida vienošanos vai arī var izstāties bez vienošanās. Uh, Cilvēkus nevajadzētu uzskatīt par ķīlniekiem. Eiropas Savienība pašlaik eh, ir kļūsi par arhitektu savai sagrāvē. E to to to... Ir pienācis laiks eh, uzklausīt eh, tautas gribu. Ir pienācis laiks, lai Eiropas Savienība beidzot realizētu praksē to, par ko tā visu laiku runā. Paldies! Tagad vārds Zahradila kungam. Viena minūte. Priekšādātāji ir atlikušas sešas nedēļas līdz Brexitam, un ja nekas nenotiks, tad Lielbritānija stāsies 31. oktobrī bez vienošanās. Taču vēl ar vienu ļoti daudzi cilvēki šajā ēkā pieļāja kļūdu, ka mums ir vienošanās un ir tikai daži vaininieki Lielbritānijas pusē, kas mēģina to bloķēt un ka viņus vajadzētu vest pie prāta. Taču tas viss nav taisnība, mums nav vienošanās. Mums ir tikai projekts, kas tika at, uh, atmests pārstāju palātā trīs reizes, un pašlaik valdība arī to neakceptē. Tiek teikts, ka um, dejai ir vajadzīgi divi, bet tagad izskatās, ka mēs mēģinam dejot vieni paši. Uh, Man ir radies iespējas, ka uh, Eiropas parlaments mēģina mm, prasīt, lai padomi nodrošinātu, ka komisija panāk citu vienošanos. Pretējā gadījumā mēs pēc sešām nedēļām izstāsimies bez vienošanās, un tās būs ļoti smagas sekas ekonomikai. Planagana kungam viena minūte. Es eh, domāju, ka mums vajadzētu respektēt eh, cilvēku pozīcijas. Mums vajadzētu arī saprast, kā mikrofoni darbojas šajā namā. Tātad mums vajadzētu respektēt eh, cilvēku nostāju, mums vajadzētu eh, respektēt to, ka Briti teica, ka ir jāizstājas. Tāpat arī ir jārespektē tie, kas saka, ka šāda izstāšanās varētu radīt ļoti liels problēmas tiem, kas dzīvo pie robežas. Mums ir visiem jābūt eh, gataviem šādai mm, izstājai bez vienošanās, un tāda Eiropas solidaritāte patiešām tiks pārbaudīta. Eh, pašlaik šī solidaritāte ir tikai tukši vārdi. Mēs arī esam dzirdējuši, ka Žons Klods Junkers runā par solidaritāti. Īrija eh, eksportē mm, ceturdaļu miljonu tonu eh, lielopu gaļas uz apvienoto karalisti. Ja mēs zaudēsim šo tirgu, mēs zaudēsim arī pārējos tirgus. Vai mums būs kapacitāte? Jā. Ja apvienotā karalistī stāsies, tad īrijai būs vajadzīgs jauns tirgus. Mēs Eiropā importējām vairāk nekā 300 tūkstošu lielo, kilogramu lielopu gaļas no Merkusura valstīm. Ja nebūs vienošanās, tad mums ir vajadzīgs, lai Fils Hogans, jaunais tirdzniecības komisārs, mēģinātu kaut ko izdarīt, patiešām, ja viņš vēlas to darīt. Jums ir beidzies laiks. Dotsas kundze, divas minūtes. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos atkārtot to, ka es patiešām ticu tam, ka saprātīgs un sakārtots izstāšanās process ir vislabākais ceļš uz priekšu gan Eiropas Savienībai, gan apvienotāji karalistei. Un tas jau īpaši svarīgi ir mūsu kaimiņiem īrijas republikā. Uzskatu, ka tas ir mūsu interesēs, un es mēģināšu strādāt pie tā, lai to panāktu. Tomēr Šī vienošanās par izstāšanos nedrīkst nekādā veidā ietekmēt eh, Lielbritānijas eh, konstitucionālo integritāti un Ziemeļīrijas vietu apvienotāju karalistē. Tāpat arī šim nolīgumam ir jābūt demokrātiskam. Backstops apdraud šos pamatprincipus. Šīs nams vairāk kārt ir atkārtojis, ka tas pieturas pie Belfāstas nolīguma, un patiešām uz to atsaucās arī Junkers un Barņē šorīt no rīta. Viens no galvenajiem principiem šajā līgumā ir tas, ka ir vajadzīga paritāte, ir jāņem vērā tradīcijas Ziemeļīrijā. Gan eh, unionisti, gan nacionālisti tiek uzskatīti par vienlīdzīgiem partneriem. Pagājušajā nedēļā eh, Berdijs Ahērns, eh, kas piedalījās Belfāstas nolīguma sagatavošanā, runāja par paritātes principiem un viņš teica, ka jebkuram risinājumam ir jāiekļauj unionisti, tāpēc, ka eh, paritātes princips Belfāsas nolīguma attiecas uz abām pusēm. Mums vajadzētu skaidri pateikt, ka vēstule, kas tika nosūtīta Eiropas institūcijām un kas atsaucas uz rezolūcijas piekto pāntu, netika parakstīta. Mm no neviena deputāta puses Ziemeļīrijas asamblējā. Ikviena unionistu partija, kas piedalījās Eiropas vēlēšanās, uh, noraidīja backstopu. Nesenā sabiedriskās domas aptaujā um, tiek minēts, ka 85% no unionistiem ir pret backstopu. Barņiekungs, backstops rada problēmas, un jūs nevarat šeit mazgāt rokas nevainībā. Uh, Ziemeļīrijai tiks uzkrauti milzīgi tiesību akti, un tai nebūs nekādas pārstāvības tiesības. Docis kundzes atvainojos, bet man ir jāizturās strikti attiecībās atvēlēto laiku. Tā Jānī kungs tagad pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Konstitucionālo lietu komiteja, ko es pārstāvu, nolēma, ka mums obligāti ir jārunā par šo jautājumu, par mūsu iedzīvotājiem, par Eiropas Savienības iedzīvotāju statusu Lielbritānijā, un mēs ļoti rūpīgi uzklausījām e, īrijā un Lielbritānijā esošo Eiropas Savienības iedzīvotāju vārdā. Runāšu gan 600 tūkstošu itāļu vārdā, kas dzīvo apvienotajā karalistē, un visu citu iedzīvotāju vārdā, kas, runā, ap, kas dzīvo apvienotajā karalistē. Uh, jo cilvēkiem ir obligāti jājūt, ka kāds runā viņu vārdā un kas interesējas par viņiem, un mēs, Eiropas parlaments, pārstāvām Eiropas Savienības pilsoņus. Mēs Konstitucionālo lietu komiteja esam daudz runājuši par uh, šiem jautājumiem. Runājot par robežu starp Ziemeļīriju un Īrijas republiku, jāatzīst, ka tas viens no būtiskākajiem aspektiem. Mēs vēlamies pieturēties pie miera nolīguma un obligāti jāpieturās arī pie backstop risinājuma, jo, ja ir elastīga robeža, tad mūsu uzņēmēji, mūsu zemnieki, varēs uh, atkal baidīties no tā, ka būs atkal kāda uh, dzīvnieka epidēmija. Mums ir jādomā par cilvēkiem un uzņēmumiem. Un tagad lūdzu Benefekungs viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. 31. oktobrs ir pavisam drīz, un premjerministrs Džonsons pagaidām vēl nav nācis klajā ar politisku piedāvājumu, ko varētu izskatīt Eiropas līderi. Tāpēc arī tagad rodas nopietnas risks, ka būs Brexit bez līguma. Konservatīvās partijas uh, valdība un opozīcija, ko, va, uh, ko vada Kobens, ir nākusi klajā ar dažādām iniciatīvām, varētu, kas varētu nepieļaut šādu destruktīvo risinājumu. Šajā diskusijā vēlos runāt par tiem 3 miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu, kas dzīvo apvienotajā karalistē. Uh, Starp viņiem ir 700 tūkstoši Itālijas pilsoņi, un viņi joprojām turpina darboties, strādāt un veicināt uh, uh, valstu ekonomisko izaugsmi. Ja apvienotā karaliste plāno kaut ko darīt lietas labā, es varu balsot par 50. pantu pagarinājumu. Paldies, tagad lūdzu, Kelehera kungs, jums ir viena minūte. Paldies, es varu atbalstīt rezolūciju un vēlos arī teikt, ka es varu akceptēt apvienotās karalists eh, lēmumu izstāties no Eiropas Savienības, bet apvienotie karalisti ir nepieciešams pieņem to, ka demokrātiskais process, kas ir sācies īrijā 1958. gadā un ka cilvēki, kas ir atbalstījuši lielās piekdienas vienošanos, šī, šajā līgumā ir runāts gan par ekonomiku, gan arī par cilvēku cieņu. Uh, varu jums teikt, ka cilvēki katru dienu viņi šķērso šo robežu, kas šobrīd ir neredzama. Ja robeža tiks atkal nostiprināta, tad tas cilvēkiem traucēs viņu ekonomiskais aktivitātēs, viņu sociālajā dzīvē. Tas traucēs. Tāpēc arī šajā kontekstā es atbalstu rezolūciju un vēlos lūgt apvienoto karalisti atcerēties, ka tā ir atbildība turpināt ievērot Lielās piekdienas vienošanos atceroties arī to, ka tā, tas ir miera process, tāpēc es saprotu, ka apvienotā karalista vēlas doties prom, es to respektēju, bet es ceru, ka apvienotā karaliste varēs uh, darīt to, ko tā ir apņēmusies uh, Lielās piekdienas vienošanās. Paldies, Evans Skundz, viena minūte ir jums. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, es Eiropas parlamentā jau 20 gadus pārstāvu Velsu. Uh, un tā ir mana privilēģija, bet arī izaicinājums. Tagad mums ir viss uh, bagātākais izaicinājumiem laiks. Vestminstera vēlse ir nodarījusi pāri, jo šobrīd parlaments nedarbojas cilvēku labā. Mēs varam paskatīties pāri tam visam, paskatīties uz to, kas notiek plašāk. Pēdējo mēnešu laikā es esmu Vēlsā piedalījusies demonstrācijās, lai atbalstītu uh, neatkarību, un arvien vairāk cilvēku vēlas neatkarību. 40% cilvēku šobrīd atbalsta uh, iespēju Velsē būt neatkarīgai, ja vien mēs varēsim palikt Eiropas Savienībā. Šī brīža krīze mums liek uh, atgādināt to, ka mēs varam cilvēkiem, cilvēku rokās atkal atdot varu un darīt to ar referendumu. Uh, Es uh, iestājos par Velsas nākotni Eiropā. Paldies! Paldies, Viljamska kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi! Pirmkārt, vēlos teikt, ka es neesmu, pā, neesmu mierā ar to, ko dara Eiropas Savienība un apvienotā karalisti, jo viņi abi saka, ka viņi rietumu pasaulē ir uh, ļoti ietekmīgas lielvaras, bet te pašā laikā demokrātisko lēmumu nevar īstenot. Paskatieties šeit uz šo e, parlamentu. Ir divas nometnes. Vienā nometnē saka, Brexit ir labs, citā saka, Brexit ir slikts. Manuprāt, tas vispār nav svarīgi, ko mēs par to runājam, es personiski vai jūs. Vienīgais, kas ir svarīgs, ir, ko ir teikusi Lielbritānijas uh, iedzīvotāju vairākums, tāpēc arī mūsu uzdevums ir izturēties pret, ar cieņu pret šo lēmumu, jo Lielbritānijas uh, iedzīvotāju vairākums ir paudis savu viedokli, tāpēc arī lūdzu izmantojot šo laiku līdz 31. oktobrim, lai varētu vienoties un darboties profesionāli un godīgi un neturpināsim šo cirku. Paldies! Paldies! Boržā kungs, viena minūte. Paldies priekšsādātāji. Mūsu grupa nestrādā Brexita vadošajā grupā. Un, manuprāt, tas jau apdraud demokrātiju. Demokrātija no Flandrijas, delegācija no Flandrijas plāno atbalstīt šo rezolūciju, jo mūsu mērķis ir panākt vienošanos. No ja nebūs līguma, tas ir slikts risinājums. Tāpēc arī mums ir jābūt konstruktīviem. Un šobrīd šķiet, ka ir iespējams kāds risinājums, ir tāda gaisma tuneļa galā, un varbūt mēs panāksim rezultātu, varbūt panāksim arī attiecībā uz backstop kādu risinājumu. Barniekungs ļoti pareizi ir teicis, ka šobrīd mēs runājam par kaut ko vairāk nekā tikai par tirzniecību. Es uzsveršu to vēlreiz. Mēs runājam par uh, Uh, sadarbību starp uh, universitātēm, par pētniecību, par dažādu veidu atbalsta pasākumiem, globalizācijas fondu. Šit ir ļoti daudz dimensiju šādām problēmām, un daudzi uzņēmumi Nīderlandē ir tik mazi, ka tur pat nav 50 uh, darbinieku. Nākamais runātājs Delikons, paldies! Mēs varam vienkārši tēlot, kā to daudz ir teikuši, ka Brexit ir tikai trako Britu ideja. Ja? bet pēc būtības varam teikt, ka Brexit ir jaunu liberāļu ideoloģijas nespēja piedāvāt risinājumu, un tas ir saistīts arī ar Lielbritānijas vadošo klašu ideoloģiju. Tas ir saistīts ar privatizāciju un ar valsts pakāpojumu nesniegšanu, un Eiropas Savienībā uh, Uh, Eiropas Savienībā ir jāatzīst, ka runa ir par demokrātiju. Varbūt šobrīd apvienotie karalistē ne sevišķi veicas demokrātija, bet arī Eiropas Savienībai neveicas šobrīd ar to. Lielbritānija sevi kanibalizē, bet cilvēkiem, kas dzīvo Lielbritānijā uh, un īrijā, viņiem ir jādzīvo sava normāla dzīve. Mēs nevaram pieļaut uh, atkal nostiprinātu robežu uh, Ja cilvēki tic solidaritātei un sociāli atbildīgai Eiropai, tad mums ir nepieciešams atteikties no tās, no tā, ko šobrīd dara Eiropas Savienība un atteikties no neoliberālisma. Dognieva kungs, vienu minūtu. Mēs esam daudz uh, dzirdējuši par Ferhofštata imperatora plānu veidot jaunu Eiropas uh, impēriju. Šodien viņš Borisu Džonsonu salīdzināja ar, ar Doubtfire's kundzi. Uh, Un varam teikt, ka šobrīd ir tāda vieta, Eiropas Savienība ir tā vieta, kur nacionāls demokrātijas ierodas, lai nomirtu. Tagad ir iespēja pretoties. Pirms 75 gadiem mani vecstāvi uh, nomira uz uh, Eiropas uh, zemes, jo cīnījās pret fašismu. Šobrīd Eiropas Savienībā mēs uh, uh, šobrīd mēs turpinām maksāt. Mēs pēdējo trīs gadu laikā vismaz miljārdu eiro esam samaksājuši neto par to, lai varētu būt šeit. Brexit ir skaidri parādījis, ka Eiropas Savienība netic demokrātijai. Šobrīd ir paredzēts uh, uh, balsot par rezolūciju, kurā ir teikts, ka Eh, Brexit ir eh, noticis tāds nožēlas vērts notikums, bet mēs varam teikt, ka mēs dodamies prom un mums nav nekādu nožēlu. Tagad Kelī kungs pusotra minūte ar jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ar laiku vēsturnieku Brexitu aprakstījis kā ar Uh, par tādu rīcību, ko ir paveicis uh, Halks, un viņi to salīdzinās ar tādu nopietnu notikumu 31. oktobrī, jo to cilvēki, iz, to politiķi izdarīs neskatoties uz iedzīvotājiem. Mums ir jādomā par uh, iedzīvotāju nākotni. Mēs esam īrijā gandarīti par to, ka 26 dalību valstis ir patiesi vienotās, un arī Junker un Barņiekungi šodien to ir apstiprinājuši. Uh, Viņi ir apstiprinājuši, ka solidaritāte ir visveiksmīgākais veids, kā darboties uz priekšu. Viss ir absolūti skaidri, un arī Barņēkungs teica, ka ir nepieciešams nodrošināt backstop risinājumu. Ir vēl vienas sekas, kas var būt Brexitam, ir tas, ka pēc lielās piekdienas vienošanās attiecības starp īriju un apvienoto karalisti bija veiksmīgākas un gal galā uh, pat uh, karalienē ieradusies uh, uh, īrijā. Tagad taču atkal viss atgriežas. Es jāpienotā karaliste pieļaus 50. panta pagarinājumu, tad mēs no savas puses esam gatavi to dot. Tas nozīmē, ka Džonsona kungam būs laiks, lai viņš varētu nākt klajā ar daudziem, daudziem risinājumiem, par ko viņš stāstīs mūsu premjerministram, uh, Uh, backstop gadījumā, un lai Lielbritānijas iedzīvotāji atkal varētu pārņemt savās rokās uh, uh, varu saistībā ar Brexit. Paldies, jūsu laiks ir iztērēts, saka priekšsēdētājs Vārlīko un Zvina minūte. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gan Britu, gan Vācijas pilsoni, un šis jautājums līdz ar to man ir ārkārtīgi tūs sirdī, tāpat kā daudziem citiem šeit. Un, uh, Nu, svarīgākais uh, strīdā būs šeit, protams, ir tās otrais backstops, jeb uh, drošības tīkls, kas gan ir tikai pagaidu risinājums, te līdz tiks parakstīts uh, gala līgums, un kādēļ tā ir tik liela problēma? Tādēļ, ka trūkst savstarpējas uzticēšanās, ko mēs piedzīvojam skaidri arī šodien. Uh, ir baidās, ka Eiropas Savienība viņus atstās, un vienlaikus Eiropas Savienība vēlas, lai būtu garantijas par to, ka starp Ziemeļīriju un Īriju nebūs fiziskas robežas, un par to jau arī ir runa. Nav runa tikai par um, Britu problēmām, bet arī par īriem, un līdz ar to mums ir visas tiesības par to spriest, jo Īrija jau paliks Eiropas Savienībā. Ko gan varam darīt lietas labā? Kurš pretējo tām, ko vēlas vairāk politiķi Lielbritānijā un arī šeit? Protams, nedrīkstam kļūt agresīvāki nedrīkstam uh, izmantot tādas muļķīgas metafāras, un to es skaidri saku uh, kā Britu un Vācu pilsoni. Mēs uh, paliksim kaimiņi arī turpmāk, un mums jābūt labiem un miermīlīgiem kaimiņiem arī, arī nākotnē. Paldies, Lārs Okundze, vienu minūti, lūdzu. Es vēlētos pateikties eh, Junkeram par eh, kungiem par to, ka viņi ir ieradušies uz eh, šo parlamentu. Parlamentam ir šī privileģija diskutēt par Brexitu, nedomājot par, apturē, par parlamentu apturēšanu. Parlamentam ir jāuzņemas savi pienākumi. Mēs nekad neaizmirsīsim par Ziemeļīriju un nevēlamies, lai īrija atgrieztos vardarbība. Tāpat arī mēs nedrīkstam apdraudēt Eiropas Savienības integritāti un uh, nesadalāmību. Tāpat arī mēs nedrīkstam atteikties no miera, no pilsoņu tiesībām, nedz arī no Eiropas Savienības interesēm. Tāpat arī uh, parlaments uh, vienmēr ir izvēlējies draudzīgu attieksmi, un mēs vienmēr esam arī respektējuši Britu tautas gribu. Taču mēs īsti nezinām, ko vēlas Britu parlaments. Mēs arī nezinām, vai Briti prasīs jaunu pagarinājumu un vai būs visi vajadzīgie argumenti, lai to piešķirtu. Brītu parlaments mums nesaka nec kād, nec kādā veidā tas vēlas izstāties no Eiropas Savienības. Šī situācija nedrīkst turpināties. Mums ir jāredz, vai Mm, Brītu valdība mūs respektē tāpat, kā mēs respektējam Lielbritāniju. Mr. Kaf. Nu, Kafkungs, vienu minūtu, lūdzu. Vakar dzirdēju, kā Baņiekungs nu, pieminēja to trauslo mieru, kas pastāv. Viņš runā par to, kā, kā miljoniem sieviešu šķēro, šķērsto īrijas robežu dienas, lai strādātu. Un viņš sacīja, ka mēs nevēlamies, lai atgrieztos veci cilvēki. Uh, Es apelēju pie Fārāža kunga un Džonsona kunga jūtām. Dodoties uz uh, šo pierobežu reģionu, uzklausiet šo stāstus, tie ir tie sāpīgi un reāli stāsti. Ziemeļīrijām spriedzē ir uh, un bijis un nu, pastāv alleši. Mēs visi atceramies par vardarbību, kas, uh, kuras ēna joprojām saglabās. Mani kolēģi ir piedzīvojuši pašu savas ādas, tātad šo situāciju. Viņi ir pieprasījuši obligātu balsojumu Ziem, Ziemeļīrijā, lai jau būtu tā, ka Briti atsakās no backstopa, bet Ziemeļīrijiem jādod iespēja izteikties par to, kam tad ir jālēm par brīvu tirzniecību. Kāds teica, ka ir jātic brīnumiem, ir jātic tam, ka var sasniegt to jauno krastu. Mēs, protams, ticam brīnumiem, bet nevajadzētu zaudēt arī ticību tam, ka var tikt rasts realistisks risinājums. Paldies! Paldies, Kofu kungs, un, um, un uh, jā, jūsu izvērtā metafora un, un dzēs citāts bija uh, visai adekvāts. Tālāk uh, minūte Rinaldi kungu rīcībām. Paldies, priekšstādātājiem. Ieklausieties savu kolēģi sacītajiem. Ieklausoties balsīs, kas izskanēja šajā diskusijā, skaidri iezīmējas tas, ka Vairums vēlas to, lai referendums eh, Lielbritānijā atkārtotos, lai pilsēta turpinātu balsot, eh, kamēr eh, tiek sasniegts mūsu vēlams rezultāts. Tomēr demokrātija tā nestrādā. Ursula Fondelēna tika ievēlēta ar nelielu balstu vairākumu, tomēr neviens neuzstāja, ka balsojums būtu jāatkārto šķībā no Lielbritānijas balsojuma. Lūk, to vēlējos jums likt pie sirds un vēlos jums arī atgādināt, ka ir, tātad ir, eh, mums jāsaglabā labas attiecības Lielbritānijai turpmāk. Mēs nedrīkstam sodīt um, Lielbritāniju. Kam tad mēs turpināsim tad, uh, turpmāk pārdot savas automašīnas, savas lauksaimniecības produktus, mūsu uh, elektriskās iekārtas un tā tālāk, jāatceras par šo realitāti un jāmēģina kopējiem spēkiem vienoties par konstruktīvu risinājumu, konstruktīvu izēju no šī strupceļa. Tad, kad bija nepieciešams uh, panākt banku sanāciju. Un, Sarunas notika veselām naktīm, un risinājums tika panākts. Tagad izskatās, ka mums vienkārši trūks politiskās gribas. Tāpēc aicinu mūs visus eh, tomēr eh, ķerties pie darba nopietnāk. Priekšstādā pārtauc runātāju un vārds tagad Džambaski kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Un priekšstādātāji, kolēģi, nav šaubu, un es vien skaidrāk izzīmēs tas, ka Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības pēc. Bez līguma, bez vienošanās. Tas, protams, nenāks par labu nevienam. Preču un pakalpojumu eksportēšana tiks apgrūtināta, miera process īrijas eh, salā tiks apdraudēts. Lielbritānija atstās Eiropas Savienību, bet, protams, neatstās Eiropu kā tādu. Eh, Lielbritānija paliks eh, NATO, un arī turpmāk būs viens no mūsu svarīgākajiem partneriem visdažādākajās jomās. Ir jāroda risinājums Eiropas, tad backstop problēmai. Ja? Un uh, Eiropas vadoņiem ir jāsaprot, ka um, mm, pakstop risinājums, ko ierosina un uh, turpina piedāvāt Barņiekungs un uh, komisija, nav uh, optimāls risinājums un saprotamu iemeslu dēļ mūsu britu partneriem nav pieņemams. Mēs uh, ceram, ka tiks atrasts uh, adekvāts risinājums un ka backstop uh, problēma tiks uh, atrasināta kādā citā veidā. Pretējā gadījumā mēs apdraudēsim ne tikai Britu, bet arī Eiropas ekonomiku. Paldies! Paldies, Rodrīgas skundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. No Spānijas viedokļa raugoties, protams, Brexita termiņš ir tāds, tāds pārējais periods. Gibraltārs potenciāli saskars ar smagām problēmām. Mums varētu rasties fiziska robeža starp Gibraltāru un Spāniju. Vairāk kā 20 tūkstoši cilvēku ikdienas šķērso šo robežu darba apstākļu dēļ, un eh, pagaidām nav nekāda ārkārtas mm, plāna vai B plāna, kā tad eh, šo situāciju risināt, kā, to, kā novērst eventuālās problēmas, kā nodrošināt to, ka mm, paliek spēkā viņu darba atļaujas, kas notiek ar viņu pensijām un nodokļiem un citām tiesībām. Ja netiks panākt vienošanās par izstāšanos, tad eh, uz, robežā, uz šīs robežas būs lielas rindas, būs problēmas ar dažādu uh, teksim, zāļu piegādi, turismu plūsma tiks apdraudēta vai pat apstādināta. Un situācija tiešām būs visai dramatiska. Lielbritānijā ir apstādināta parlamenta darbība. Ir jāatzīst tas, ka ir ne tikai brīva griba, bet arī atbildība galu galā šajā valstī. Es zinu, ka es izraudu zinām spiedienu uz jums cilvēku ziņā, bet lūdzu nedaudz lēnāk, varbūt tomēr mēģiniet savas runas lasīt tulkiem, grūti jums tik līdz. Un, um, tālāk uzklausīsim Formanu kungu, vienu minūti. Priekšsēdājas kundze, cienījamie deputāti, šī ir pirmā reize, kad uzstājos šajā iestādē, nu un cerams arī pēdējā. Pirmo reizi ienākot šajā ēkā, es redzēju tādus milzīgus plakātus, plakātu, respektīvi, es atvainojos, saku priekšstādātāji, runātās turpina brīvas un godīgas vēlēšanas. Ko tās nozīmē, ja to rezultāts netiek ņemts vērā? Kāda jēga no brīvām un eh, vēlēšanām, ja zaudētāji atsakās pieņemt rezultātus? Kāda jēga no šādām vēlēšanām? ja um, brīvība tiek ziedota uz eh, elites altāru, jo viņi domā, ka viņiem ir labāk risinājumi. Eiropas Savienība uzstājas priekšstādātāja kā globālās demokrātijas eh, cēlonlaus, eh, kas dod cerību apspiestajiem, bet eh, kāda jēga no šādas institūcijas, ja tā ir, tā ignorē savu, savu viens no savu tautu demokrātiskām vēlēšanām rezultātus. Pēc pāris nedēļām mans draugs Džonsonkungs būs spiests lūgt pagarinājumu sarunām par Brexitu. Vai Eiropas Savienība, ja, ja tā tiešām tic demokrātijai, tai būtu jānorēģ šāds lūgums pat, ja tai nepatīk eh, Brexit rezultāts. Ja jūs joprojām ticat eh, demokrātijai, jums ir eh, jārespektē Britu tautas griba un Brexitam jānotiek. Paldies, atvainojos, ka. Pirms brīža jūs pārcēlāt, bet jūs arī pār, pārsniedzāt savu runas laiku. Tālāk pusotru minūtu Belamī kungam, lūdzu. Derrière les éclats de voix de ce matin, Šodien daudz ir izteikušies ļoti skaļi, taču aiz tā visa slēpjas arī reāls risks un apdraudējums mūsu valstīm. Britu tauta ir izvēlējusies izstāties no Eiropas Savienības, un šī izvēle ir jārespektē, taču šim dialogam šorīt nebūtu nekādas jēgas, ja mēs vienkārši komentētu politisko dzīvi Lielbritānijā. Pirmkārtām, kā jau atgādināja sarunu vedējs, mums vajadzētu būt modriem, mums vajadzētu koncentrēties uz pašu svarīgāko, mums ir jāaizsargā visu pilsoņu intereses. Ja e, Lielbritānija izstāsies bez vienošanās, mēs visi kļūsim viegli ievainojami. Mēs redzēsim, ka mūsu drošība tiks ietekmēta un tāpat arī mūsu aizsardzības iespējas būs mazākas. Sadarbība ar Britiem ir ļoti būtiska e, izlūkošanas, armijas, e, policijas ziņā. Mums ir jādara viss, lai mēs varētu stāties pretī teroristu apdraudējumam un lai aizstāvētu mūsu strateģiskās intereses. Arī ekonomika tiks ietekmēta un pašlaik jau situācija nav viegla. Es gribētu arī vērst jūs uzmanību uz to, to, cik lielas izmaksas eh, radīsies eh, tuvākajām valstīm Lielbritānijai, un jo īpaši runāšu par Franciju, kas eh, neizstāš, kas bez vienošanās izstāšanās gadījumā ļoti tik, slikti tiktu ietekmēta. Jo īpaši ir jāatcerās par zivsaimniecības nozari, tāpēc, ka Lielbritānijas ūdeņu slēgšana radītu dubultus zaudējumus. Tūkstošiem cilvēku skatās uz mums un gaida no mums tikai un vienīgi vienu. Mums ir jābūt atbildīgiem. Mums ir jāsaprot, ka piedaloties debatēs mēs nevaram šeit atsākt maču no jauna vai varam uh, lūgt vēlētājiem izvēlēties kaut ko citu. Uh, Mišel, dariet visu, kā jūs to esat darījuši līdz šim. Gijoms kundze, viena minūte. Nav nekādas skaidrības par apvienotās karalistas izstāšanos no Eiropas Savienības un nav skaidrs, ko izvēlēsies eh, Britu premjers. Tieši tāpēc Eiropas parlamentam ir jāuzņemas atbildība. Šajā rezolūcijā mums vajadzētu būt pēc iespējas skaidriem. Mums ir jāiestājas par Britu un par Eiropas Savienības pilsoņiem. Uh, Ir jānodrošina vienošanās, kas būtu sakārtota, kas respektētu īrijas vajadzības, un tāpat arī mums ir vajadzīga tāda izstāšanās, kas atbilstu Eiropas noteikumiem un kas respektētu arī šķiršanās rēķinu. Mums ir jāsaprot arī, cik ātri mēs varētu to visu atrisināt. Pašlaik ar lielu nepacietību mēs gaidām Britu premjera priekšlikumus, tiem ir jābūt atbildīgiem un arī saprātīgiem. Uh, Eh, Premjeram ir jāuzņemas atbildība, un es vēlētos arī norādīt uz to, kas eh, cieš jau trīs gadus un kas visu laiku prasa, kas īsti notiek šo, šajā laikā. Deivids Kamerons, viņš uzsāka visu šo hausu un tas viss tika darīts it kā uh, ņemot vērā Lielbritānijas uh, senās demokrātiskās tradīcijas. Lielas paldies, tagad viena minūte Garikāno kungam. Vairāk nekā 100 tūkstoši spāņu mītu Lielbritānijā. Nu, un vairāk kā 300 tūkstoši britu mīt Spānijā. Visu šo iemeslu dēļ tas, ko Pārējais kungs sauc par uh, tīru Brexit nav iespējams. Ir iespējams tikai netīrs Brexits. Situācija ir tiešām dramatiska. Iepriekšā nedēļā biju mm, Lielbritānijā, kur uh, kontaktējos ar Spānijas pilsoņiem. Viņi ir norūpējušies par šo pastāvīgo statusu. Un tas nav nekāds pastāvīgs status. Viņiem, viņi saņem kādu konkrētu uh, numuru e-pastā, un tas faktiski nedod viņam nekādas tiesības. Ja Džonsona kungs un Fārāša kungs eh, eh, panāks eh, šo te izstāšanos bez līguma, tad būs nepatīkami. Iedomāsimies sevi šo pilsoņu ādā, kas varbūt jau desmit, gadu desmit gadiem dzīvo Lielbritānijā, un viņam nav nekādas drošības skaidrības par savu nākotni. Eiropas Savienība dara to, kas tā ir jādara, lai aizstāvētu savus pilsoņus, un Lielbritānija savukārt to nedara. Mums ir jāpieliek pie saviem priekšlikumiem, mums ir jāizvairās no tā, ka Brexits notiek bez vienošanās, jo tā būtu vesela katastrofa visiem Eiropas pilsoņiem. Paldies, tālāk minūte Rentkas kundzei. Kolēģi, būsim godīgi. Visi mēs esam paguruši un, un, un mums nav enerģijas, mēs vēlamies dzīvot eh, tālāk savas dzīves. Eh, tiek uzskatīts, ka jā, netiek piedāvāts, eh, pa, nu, tātad papildus termiņš šīm, šīm sarunām, tad varam aizmirst par visu to, kas noticis pēdējās nedēļās vai mēnešos, vai kolēģi, nemodināsim sevi. Ja nepiešķirsim Britiem pagarinājumu, ja Brexits noteiks bez līguma, tad šis murgs turpināsies. Jautājums par fizisko robežu starp Ziemeļīriju un Īriju netiks atrisināts, budžeta jautājumi netiks atrisināti. Tāpat arī jautājums par uh, pilsoņu tiesībām, gan brītu, gan es pilsoņu tiesībām, un viņa nākotnē netiks atrisināts. Tā kā kolēģi, šis nav tas brīdis, kad varam būt uh, tūredzīgi, šis ir brīdis solidaritātei. Solidaritāte ar simtiem tūkstošu brītu pilsoņu kas iziet ielās, kas uh, raugās uz mums, kas rēķinās ar mūsu atbalstu, ka piešķirsim pagarinājumu sarunām un ka būs gan laika, lai iziet no šīs trupceļa un atrastu risinājumu šai jazgai, kurā visi esam nebilšas ievilkti. Nu jā, jums eh, pienāks balva par to, ka precīzi iekļauties sarunu atvēlētajā laikā. Paldies! Eh, nākamais runātājs. Protams, eh, nav nekādas piedienas, bet Krasnā Debska kungs minūte jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Šajā diskusijā es vienmēr domāju par to, ko mēs varam secināt, uz ko mums ir jābūt gataviem, un secinājums šobrīd ir šāds. Uh, Mums ir mm, jāgatavojas vissliktākajiem scenārijiem, respektīvi, ka būs izstāšanās bez līguma. Mēs nevēlamies to, bet šķiet, ka tas nu ir tas scenārijs, kas mūs sagaida. Vēlos uzsvērt vienu lietu. Tā ir atbildība. Atbildība šajā vēsturiskajā momentā par šo katastrofu, par to milzīgo katastrofu, kas mūs gaida, un šī atbildība ir abās pusēs. Tāpēc es ceru, ka ka Žanklots Junkers un Barniekungs, mūsu galvenais sarunu vedējs, viņi saprot to. Es uzskatu, ka sarunām būtu nepieciešams atkal atjaunot, atsākt un eh, jādara viss, lai mēs varētu no šādām sekām izvairīties. Bet eh, vienkārši atl atlikt Brexitu atkal un atkal, tas neved nekur. Tas būs tikai lielāks haoss un eh, tiesiskā nenoteiktība. Tāpēc arī lūdzu rīkoties. Paldies! For one and a half. Paldies tālāk pusotru minūtē Ranžēla kungam. Paldies priekšstādētāji. Nav šaubu, ka mēs nevēlamies, lai Lielbritānija izstātos no Eiropas uh, Savienības. Pat ja mēs to nožēlojam, mēs uh, pilnībā atbalstam un respektējam Britu tautas izvēli. Sarunas tika, veikt, tika veiktas uh, sadarbības un labticības garā, mēģinot rast labāko risinājumu abām pusēm. Visu Šo laiku lielā mērā um, dēļ tātad stabilitātes un godprātības. Barņē kungs ir uh, vadījis šīs tādas tiešām atticībā un, un, un uh, respektējot uh, pušu intereses. Viņš labi zina, ka ja kāds um, Eiropas politiķis vai, vai vadītājs nav ievērojis Britu pozīciju vai institūciju Eh, viedoklis, tad eh, tas visai nožēlojami, bet eh, ieklausieties manos vārdos. Mēs esam gatavi domāt par jūsu priekšlikumiem, ja jūs tos liksiet galdā. Mēs esam atvērti noskaņot pret pagarinājumu, ja tāds būs pamatots. Var, varat mums ticēt, mēs vēlamies padarīt jūsu dzīves vieglākas. Taču mēs sagaidām arī apusējību. Ir laiks aicināt premjeru Džonsonu pārdomāt, uh, Ir visai nožēlojami, ka, ka viņš sevi pielīdzina amerikāņu supervaroņiem, lai um, apstiprinātu Britu um, valdības nostāju. Vienlaikus jums labāki piemēri, kuriem smelties iedvesmu no modernās literatūras vai popkultūras. Džonsona kungs, vai es tiešām domāju, ka mums tagad ir nepieciešams uh, uh, necamā halka iemaņas un supervaroņu spējas? Uh, Varbūt, ka pieteiktu ar ļoti tad, tad, Harry Potter iemaņām, kas ir labs uh, britu uh, izmanīguma un, un, uh, un iztēles uh, iemiesojums mūsdienu tātad uh, izpratnēm. Uh, Atvainojos, tā runātā man jābūt godīgam pret visiem. Mēs esam pārsnieguši mūsu rīcības sošo laiku. Rančā kungs, uh, jums tiek adresēts zilās uh, kāds jautājums no Habīkunga. Jums būs iespēja vēl tad izteikties, ja pieņemiet šo jautājumu. Paldies, 30 sekundes uh, jautājumu un 30 atbildē. Habīkungs, lūdzu. Jā, paldies. Um, mikrofons strādā. Trīs gadus esam dzirdējuši, ka Eiropas Savienība ir sistēma, kas balstās tiesiskumā un normās. Rangel kungs sacīja, ka Eiropas Savienība ir gatava uh, runā par mums eh, par jaunu izstāšanās eh, līgumu, varbūt kaut ko mainīt backstop mehānismā, vēlos atgādināt šai institūcijai, ka jūs pašu tradīcijas. 12. punkts šajā nolīgumā, kas dod eh, pamatu pagaidām līdz, 12, līdz 31. oktobrim, neļauj atsākt sarunas par izstāšanās līgumu un uh, pārskatīja, kāda šī nolīguma normas. Un kā tad tagad nākas, ka šī uz normām balstītā sistēma joprojām ir kā aizsvats spēkā, piemēram, paldies. Well. I'm not going to ask you to even answer that because. Mm. Neaicināšu jums pat uh, atbildēt šo jautājumu, un šit, tas nebija tik daudz kā jautājums, kā apgalvojums, un pārsniedz pusminūti. Tā kā atbildi nesakos, uh, tālāk minūte uh, Moreno Sančes kungam. Minūte, lūdzu. Gracias, prezidentā. Paldies, um, priekšstādētājiem. Lielbritānija um, ir uz tā ceļa izstādus no Eiropas Savienības, tomēr situācija visai haotiska. Mēs drīzāk eh, notiks izstāšanās bez nolīguma, un te pie vainas ir eh, britu pašu politiķi, kas ir eh, krāpuši savu tautu un, un arī savu, savas demokrātiskās tradīcijas. Un šajā kontekstā šī vēsturiskā situācija, kas ir visai kārtējoša mums visiem, bet jau sevišķi Britiem, šajā situācijā Spānijas sociālistu nostāja ir skaidra un kategoriska, tā atbilst rezolūcijai, par ko vēlāk arī balsosim un ko atbilst arī es. Uh, ne eh, pretu izstāšanās eh, scenārijiem bez līguma, jā, Brexitam ar to līgumu, ko atbalstījuši 27 valstis. Mēs nedrīkstam pieļaut eh, to, ka tiks pārkāpts mūsu pilsoņu intereses, kas varētu notikt gadījumā, nebūs līguma. Mm, nepieciešams saglabāt mieru īrijas salā, saglabāt backstop mehānismu un izvairīties no. Nu, fiziskas robežas izveidošanu starp uh, Ziemeļīriju un Īriju, vienlaikus saglabāt iekšējo tirgu. Laikums nav pār pārējiem kolēģi, tādēļ ir jāsaprot, kāda ir mūsu abu pušu uh, valdība un um, tad, tad uh, atbildība, tā skaitā ir Britu valdības atbildība. Paldies! Tālāk minūte Biežkundzei. Uh, priekšādātāji, godāmie kolēģi! Neizstā, nevienošanās Brexit scenārijs ir pavisam reāls. Mēs visi piekrītām, ka sekas būs katastrofāls šādā gadījumā, un jo īpaši katastrofāls tās būs uh, īrijas un Britu aizjūra teritoriju pilsoņiem. Protams, nevar aizmirst arī par pašu apvienoto karalisti. Tieši tāpēc ārkārtas uh, pasākumu uh, sagatavošana pašlaik notiek ļoti aktīvi. Un jo īpaši mums vajadzētu atcerēties par mazajiem un vidē, vidē, vidējiem uzņēmumiem. Mums ir jārīkojas apzinīgi. Es vēlētos sveikt mūsu kolēģis Britu parlamentā par viņu uh, apņēmību nolikt premjeru īstajā vietā. Mums ir vajadzīga sakārtota vienošanās, varbūt pat ir jādod viņiem otrā iespēja palikt Eiropas Savienībā. Mums visiem kopā vajadzētu izmantot šo iespēju, lai Dievs sargā apvienoto karalisti. Minute, Viena minūte, Bito kungs. Priekšādātās kundze, godāmie kolēģi hipotēzē par to, ka apvienotā karalista izstāsies bez vienošanās vairs nav tikai hipotēze. Mums ir jāatcerās, ka zaudējumi lauksaimniecībā un zivsaimniecībā būs ļoti lieli, un pašlaik tie tiek nepareizi izvērtēti. Tātad ir runa par lielo pagaļas pienā spirtoto dzērienu ražotājiem, kas šīs sekas izjutīs ļoti stipri. Mums ir jāatcerās, ka pašlaik viņi darbojās tā kā miglā un bez kompasa. Lielopgaļas ražotāji ir izmisumā, kā uz to norādīja Flanagana kungs. Lauksaimniecības komisārs Fils Hogans arī to ļoti labi apzinās. Viņš ir darījis visu, kas ir viņa spēkos, lai nodrošinātu šo seku amortizāciju. Uh, Šajā šāda rīcība ir leģitīma, tieši tāpēc eh, komisijai vajadzētu parlamentam iesniegt globālu projektu, kas ļautu aizsargāt visus Eiropas eh, zemniekus, kurus eh, Brexits ļoti smagi skars. Paldies, tagad viena minūte Vricio Novas kundzei. Mikro. Za necelý měsíc a půl dojde Brexit. Paldies. Mēs runājam par Brexitu un par Brexitu esam nobalsojuši. Cilvēki, tas ir zināms fakts, un ar to vajag samierināties arī tiem, kas ir pret Brexitu. Mūsu deputāti šeit pārstāv demokrātisku uh, struktūru. Referendums ir veids, kā cilvēki ir pauduši savu viedokli. Tas ir visdrošākais veids, kā paust savu viedokli, visdemokrātiskākais veids. Tāpēc arī rezultāts ir jārespektē Eiropas padomē un uh, komisijai būtu jāizmanto laiks, kas šobrīd paliek, lai nepieļautu bezvienošanās Brexitu, jo tas kaitēs ne tikai apvienotai karalistē, bet arī Eiropas Savienības uh, uh, iedzīvotājiem, pilsoņiem un uzņēmumiem, lai vienotos Brexit gadījumā. Tad ir svarīgi, lai to vienošanos apstiprinātu abas puses, un šī brīža risinājums apvienotai karalistē nepatīk, tāpēc arī ir jāpēc izmaiņas. Paldies, Delange kundze, pusotra minūte. Yes, Jā, paldies priekšādātāji. Priekšādātājs kundze, kā jūs eh, zinat, es eh, sāku darboties politikā mm, mm nagu un uh, ragu sārgas dēļ. Šī uh, sārga skāra gan Nīderlandi, gan Īriju, gan Franciju, gan arī apvienoto karalisti. Un tas uh, bija šī gadsimta sākumā. Simtiem tūkstošu pat uh, miljoniem uh, dzīvnieku tika nogalināti uh, šīs slimības dēļ, kas eh, varēja tik novērsta ar vakcināciju. Laukos eh, tās bija vesela katastrofa, bet eh, Londonā par to netika nekas runāts, tāpēc, ka mm, apvienotās karastas valdība negribēja mainīt nevakcinācijas politiku. Tieši parlaments iestājās gan par eiropiešu, gan par britu interesēm, lai mainītu šo politiku, un sadarbojās ar Northumberlandu un ar Skotijas pierobežas apgabaliem. Notika konstruktīva darbība, tika iesaistīti torī, kas um, mēģināja darīt visu, lai šīs debates varētu turpināties. Tagad Vesminster ir slēgta, un atkal šīs parlaments pārstāv gan Britu, gan Eiropiešu pilsoņu intereses. Vairākums Britu pilsoņu Un arī šīs parlaments nevēlas Brexitu bez vienošanās. Taču vēlos skaidri izteikties, mēs neakceptēsim uh, tādu elastīgu finanšu uzraudzību, un mēs neakceptēsim zemus vīdes un dzīvnieku labturības standārtus Eiropas Savienībā. Un, ja jūs gribat pr prasīt, kāpēc, tad vērsieties pie Norsamberlendas un Frīzlandas zemniekiem. Paldies! Tagad eh, kumpulas Nathri kundze. Priekšādātāji, vai viņi būs Eiropas Savienībā vai nē, Briti dzīvo mūsu vidū. Mēs pārstāvam pilsoņus no dažādām dalību valstīm, kas šo jautājumu uztver nopietni. Mēs sadarbojamies arī ar Britu kolēģiem. Uh, Parlamentārisms ir jāaizsargā, tas ir demokrātijas stūrakmens. Mums vajadzētu virzīties uz priekšu un rietumu demokrātijā valdības pārstāv vai, parlamenta vairākuma gribu. Lielbritānijā parlaments nolēma pielikt punktu Brexitam bez vienošanās. Principā mums nevajadzētu uztraukties, bet, bet pašlaik izskatās, ka premjers Džonsons mēģina pārņemt kontroli parlamentā, mēģina atņemt kontroli gan parlamentam, gan Britiem. Lielbritānijas valdība vēl ar vienu flirtē ar ideju par Brexitu bez vienošanās, un šķiet, ka šī pieeja kļūst ar vien spēcīgāka. Eiropai vajadzētu izvēlēties eh, principiālu pieeju. Mēs nevaram izdarīt izvēli Britu vietā, bet mēs viņam palīdzēsim, ja viņi mēģinās beidzot eh, izstrēpt šo putru. Čerāncevas kundzei vienu minūti. Ďakuj, paņi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es neatkārtošu to, kas jau ir pateikts. Varam konstatēt, ka lielāka daļa no mums ir pret Brexitu. Daži pat uzskata, ka varbūt tik tālu nemaz nenonāks. Uh, Taču šķiet, ka uh, Lielbritānijas premjerministrs šobrīd plāno uh, pārsviest savu valsti pāri bortam. Viņš vēlās at, e, iziet no uh, Eiropas Savienības, bet vienošanās, un nekā laba jau no tā nevar sanākt. Komisija būtu nepieciešams turpināt rīkoties un gatavoties arī šādam scenārijam. Turklāt mums ir nepieciešams krīzes plāns, lai atbalstītu Eiropas biznesu. Mēs nedrīkstam viņiem pazust Brexita dēļ. Mums ir jādomā arī par 3 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju, kas dzīvo apvienotajā karalistē. Ar, mēs nezinām, kādā uh, Lielbritānijā viņi pamosi, pamodīsies 1. novembrī. Lielbritānijas politika izklausās uh, pēc uh, vienradža. Viņš neko par ko nemaksā, nepieturās pie norunātā un atsauc to, ko ir solījis. Tāpēc arī šķiet, ka, liel, ka apvienotāji. Apvienotās karalistas gadījumā mums drīz vairs nebūs, eh, nebūs pacietības. Paldies, Kuzmika kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja, komisārs kundze. Runājot par šo jautājumu vēlos runāt par trīs būtiskākajām lietām, kas notiks, ja uh, Lielbritānija atkāpsies bez vienošanās. Pirmkārt, ir tiesiskā nenoteiktība, kas būs mūsu iedzīvotājiem, un ir nepieciešams garantēt tāda, šādas tiesības tādā pašā līmenī kā šobrīd. Otrkārt, aptuveni 50 miljārdi eiro vairs nebūs mūsu budžeta, un Lielbritānija ir apsolījusi šo uh, Uh, summu 2019. un 2020. gadā. Turklāt būs problēmas ar tirdzniecību ar apvienoto karalisti. Šeit Eiropas Savienībai mēs uh, eksportējam vairāk nekā mēs importējam. 2017. gadam tie bija 100 miljārdi eiro. Uh, šobrīd vienošanās uh, uh, saskaņā ar PTO noteikumiem varētu būt spēkā. Uh, Uh, un tas savukārt nozīmē, ka muita tiks maksātā un visi citi uh, ierobežojumi. Jā, jāsaprot, uh, kāda ir jābūt politiskai deklarācijai, uh, lai mēs varētu risināt šo situāciju. Nīdermāra kungs, pusotra minūte. Paldies, uh, priekšsādātāji! Es eh, domāju, ka viss svarīgākais par Brexit jau ir pateikts. Eiropas Savienības 27 valstu nostāja, eh, padomas komisijas nostāja ir eh, skaidra, um, caurzem un stabila. Tomēr mēs nedrīkstētu aizmirst par iespēju panākt vienošanos, kas samazinātu Brexit izmaksas visiem eiropiešiem, tā skaitā eiropiešiem no Lielbritānijas, gan arī eiropiešiem no kontinenta. Uh, un pat pagarinājums uh, mums uh, dotu iespēju uh, šo vienošanos panākt. Tādā, tādā gadījumā mums ir jāpiešķir šis pagarinājums. Mums vajadzētu atgādināt mūsu kolēģiem, ka vajadzētu izvairīties no tādām krīzēm, kāda pašlaik risinās Londonā. Politiķiem dažkārt vajadzētu atzīt, ka personīgās intereses, vāra un pat uzvaras vēlēšanās nav tik svarīgas kā valsts un sabiedrības nākotne. Otrakārt, es uzskatu, ka um, pat ne politiķiem, mums visiem vajadzētu vairāk runāt vienam ar otru. Mums vajadzētu drīzāk būvēt tiltu, nevis sienas. Mums vajadzētu arī veicināt tādu kultūru, kas uh, dota priekšroku taisnībai, nevis meliem. Tas ir ļoti svarīgi. Kopā ar pilsonisko sabiedrību, skolām, ekspertiem un citām sabiedrības daļām mums vajadzētu nodrošināt, ka pašreizējās uztraucošās tendences, kur meli tiek uzskatīti par svarīgākiem nekā taisnība, eh, tiktu iznīcinātas un cerams, ka šāda veida politika eh, nedod vāru premjeriem. Lielas paldies. Tagad viena minūte Liberatska kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es neapšaubu Lielbritānijas tiesības uh, izstāties no Eiropas Savienības, uh, bet vēlos runāt par to, ka ir politiska atbildība par Eiropas uh, likteni. Uh, Eiropas komisija un Eiropas parlaments un padomi rīkojas tieši saskaņā ar šo atbildību. Miljoni, miljons uh, poļu šobrīd dzīvo apvienotajā karalistē. Mēs vēlamies viņus aizsargāt, mēs vēlamies aizsargāt mūsu ekonomiskās intereses, tirzniecības intereses. Un tieši šāds atbildības trūkums ir Lielbritānijas valdības rīcības pamatā paskatāmies to, kas notiek īrijā šobrīd, e, šķiet, ka tā ir tikai mūsu problēmā, e, jautājumā par robežu, nevis apvienotās karalists. Viņi nevēlas dalīt atbildību, mums nav konstruktīvu risinājumu. Pēc e, Brexita dzīve turpināsies un būtiskākais ir paturēt uzticību un šobrīd Lielbritānijas valdībā nav uh, saņēmusi vēl mūsu uh, uzticību. Kučeka kungs. Paldies, priekšādētāji. Trīs gadus pēc referenduma Britu pilsoņi mums ir devuši spēcīgu signālu. Naidžels Ferāčs nav Britu sabiedrības balss. Katru dienu viņi pauž savu pretestību Brexitam bez vienošanās, un ir arī daudz pro-eiropeisku uh, e, deputātu šeit parlamentā. Uh, Pārmaiņas eh, tagad ir ļoti vajadzīgas, tāpēc kā Brexitu vēl ar vien eh, pieprasa Torija. Tomēr viņiem nav nekāda plāna, kā to panākt. Uzstājot, ka backstops ir jāizņem no izstāšanās nolīguma, bet nes, nedodot nekādus eh, reālus priekšlikumus, Britu valdība apdraud pilsoņus, studentus, bērnus, visus tos, kuri grib mm, sakārtotību. Tie ir vairāk nekā 3 miljoni brītu pilsoņu. Tāpat arī uh, daudzi manas valsts Bulgārijas pilsoņi tagad uh, dzīvo tādā legālā limbo. Mums vajadzētu saprast, kas tīsi notiks. Mēs uzskatām, ka Brexits ir slikta ideja, un to nevajadzētu turpināt. Paldies, tagad pusotra minūte Pētersa kungām. Paldies, priekšādātāji kolēģi! Šorīt daudz kas ir ticis pateikts, taču viena lieta ir pilnīgi skaidra. Brexits rada ļoti daudz izaicinājumu, un Brexits bez vienošanās apdraudētu vismaz 1,2 miljonus darba vietu apvienotāju karalistē. Beļģijā tie būtu 42 miljoni tūkstoši darba vietu. Protams, ka mazie un vidējie uzņēmumi šeit eh, to izjutīs visvairāk. Šķiet, ka Britu valdība neredz nekādu izeju no Brexita, ko viņi paši sev ir izvēlējušies. Mums ir jādomā par Eiropu Brexita gad gadījumā. Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem par globalizācijas un solidaritātes fondu, kas varētu piešķirt eh, finansējuma ekstremālos apstākļos, taču nav skaidrs, vai mazie un vidējie uzņēmumi varēs izmantot šo finansējumu. Es vēlētos, lai jūs ieskatāties 14. pāntā rezolūcijā. Tur ir norādīts, ka parlamentam ir jāstrādā pēc iespējas ātrāk, lai finansiālais atbalsts MBU tiktu nodrošināts. Ir jādara viss, lai Brexita radītie izaicinājumi tiktu samazināti līdz minimumam. Lielas paldies tagad minūte Piculas kungam. Paldies, priekšādātāji! Ir pagājuši trīs gadi kopš Brexita referenduma, un daudzi šajā namā bija pārsteigti par rezultātu. Tomēr pat trīs gadus pēc referenduma uh, Lielbritānija vēl ar vienu nav gatava uzņemties atbildību par Brexitu, tāpat arī tā nav gatava atteikties no Brexita. Sarunas ir pabeigtas, sarunas turpinās pateicoties Barņiekungam. Otrajā, otrajā kanāla pusē mēs redzam, ka tiek likti politiski šķēršļi. Un Īsnībā te ir runa par valsti, kas ielika pamatus demokrātijai, bet tagad šīs valsts parlaments tā darbība ir apturēta. Mums ir jāsaprot, ka liela daļa šeit eh, balstās uz eh, politiķu blefiem un izvairīšanās no atbildības. Tāpat arī ir skaidrs tas, ka mēs nedrīkstam pieļaut, ka Brexits apdraudēs Eiropas kohēziju un visu to, ko esam sasnieguši. Paldies tagad pusotra minūte Bilčika kungām. Paldies priekšādā. Paldies, kolēģi! Eiropas pilsoņi ir šī parlamenta DNS, un mūsu mērķis un pienākums ir viņus aizsargāt. Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstījis vienotu pieeju Brexitam. Tāpat arī mēs saprotam, ka tam būs negatīvas sekas, kas ietekmēs visu eiropiešu dzīvi. Es priecājos, ka parlamenta deklarācijā tiek runāts par e- e ES 27 vienotību. Tomēr uzskatu, ka vēl svarīgāk ir saglabāt šo vienoto pieeju un pret Brexitu, lai aizsargātu pilnīgi visu valstu pilsoņus. Te ir runa par lielāku un mazāku valstu pilsoņiem, kas pašlaik dzīvo Lielbritānijā. Mums ir jābūt vienotiem tajā, ka mēs uzstājam, lai uh, Britu valdība nodrošinātu šo uh, statusu visiem pilsoņiem, lai šeit netiktu likti nekādi tehniski šķēršļi vai politiski kavējumi. Mums ir jāsaprot, ka mēs visi saskarsimies ar smagām sekām Brexita bez vienošanās gadījumā. Lai kā mēs cīnītos pret šādu situāciju, mums ir jābūt vienotiem, mums ir jānodrošina vienāda aizsardzība visiem pilsoņiem gadījumā, ja mēs saskarsimies ar šo smagāko scenāriju. Kolēģi, mums ir jāatcerās, ka e ES 27 valstu vienotība ir bijusi pati svarīgākā mūsu sarunās ar Londonu. Tieši tāpēc mums vajadzētu to turpināt, jo sarunas par Brexitu vēl nav beigušās. Lielas paldies! Tagad Rēgneres kundze viena minūte. Paldies! Ir pagājuši trīs gadi, un uh, Brexita hardlineriem vēl ar vienu nav nekādas konkrētas nostājas. Mm, parlamentā visi saprot, ka izstāšanās pēc vienošanās skars visus. Mēs iestājāmies par uh, darba tiesībām, par vīriešu un sieviešu tiesībām, par mm, dalītu darba laiku, par vecāku tiesībām, un ja ir runa par uh, smagu Brexitu, tad visas šīs garantijas tiks aizmirstas. Galvenokārt eh, cietīs eh, sievietes apvienotajā karalistē. Viņas nav tik mobīlas kā vīrieši. Bieži vien viņām ir jāveic dažādi sociāli pienākumi, tāpat arī viņas darbojas tirzniecībā, un ļoti bieži viņas saņem arī dažādus sociālus pabalstus sev un saviem ģimenes locekļiem. Tieši tāpēc mums vajadzētu viņām sniegt roku. Mums vajadzētu saprast, ka pasniegt roku vienmēr ir labāk nekā izvēlēties mentalitāti, būs tā kā būs, mums ir viena alga. Liels paldies, tagad eh, Kircas kungam viena minūte. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Brexits. Kaut kas līdzīgs 2015. gadā uh, notikušajam Grexitam. Un, lai gan politiķis Džonsons ir um, atrodas Lielbritānijā, viņš mazliet līdzinās tam, kas notika Kiprā. Viņš arī liek intereses, eh, intereses pāri eh, cilvēku interesēm un eh, nelīdz galam saprot savas rīcības sekas. Un viņam nav sajūta, ka viņš ir kaut ko riskē. Bet, lai vienkārši atgādinātu Kipru, tur pēdējā brīdī uh, viss bija mainīts. Vienkārši tādēļ, ka premjers, Kipras premjers atteicās no sava viedokļa, bet šķiet, ka Džonsona kungs nesako šim piemēram un neatteiksies no saviem nodomiem pēdējā brīdī. Lielbritānijas parlaments, Lielbritānijas iedzīvotāji, viņiem ir jāsaprot, ka mēs viņus atbalstīsim. Tagad lūdzu šaldemozes kundze, paldies priekšsēdētāji! apvienotā karaliste izstāsties no Eiropas Savienības. Man pašai tas šķiet nožēlojami, bet uh, uh, tā tur ir. Nevaram pieļaut situāciju, ka Lielbritānija izstāsies bez līguma. Sekas būs ļoti nopietnas. Sekas būs daudziem uh, apvienotās karalists iedzīvotājiem, viņi zaudēs darbu, tas noteikti ietekmēs arī pētniecības iestāžu darbu un uh, uh, studentu dzīvi. Būtu nepieciešams atļaut vairāk laika, lai mēs varētu rast risinājumu un nepieļaut šo Brexitu bez līguma. Un lai mūsu ekonomika un mūsu iedzīvotāji neciestu, tāpēc es atbalstu laika piešķiršanu, lai varētu izvairīties no Brexita bez vienošanās, jo tas nav veiksmīgi un noderīgi nevienam. Tagad lūdzu Varborna kungs pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Par Brexitu var daudz runāt, bet es vēlos uzsvērt tikai divus punktus. Pirmkārt, runa ir par tirzniecības attiecībām. Zviedrijai Lielbritānija ir piektais lielākais tirzniecības partneris taču tirzniecība vispār visur Eiropā ir svarīga, tā uh, veicina nodarbinātību. Uh, šķiet, ka pavisam drīz mūs gaida Brexits pēc bezvienošanās, un tas uh, apdraudēs uh, cilvēku darba vietas un apdraudēs arī mūsu labklājības līmeņu. Tāpēc arī pastāv pamatots iemesls pieļaut uh, termiņa pagarinājumu. Protams, jā, ir ievērota visi nosacījumi. Es uzskatu, ka mums būtu nepieciešams piedāvāt Lielbritānijai dāsnus nosacījumus, lai viņi varētu izmantot laiku, lai varētu panākt vienošanos. Galvenais, lai tirzniecības attiecības turpinātos un būtu uh, sakārtotas. Paldies! Nākamais runātājs ir Friconas kundze. Ā, jūs vienkārši atrodaties citur, tāpēc uzreiz neredzēju. Lūdzu! Paldies! Priekšsēdētāja kungs! Situācija Lielbritānijā ir ļoti nopietna. Nu, pēc dažām nedēļām Lielbritānija var izstāties un izstāsies bez vienošanās. Un šāds Brexit uh, ietekmē situāciju ļoti nopietni. Tas skars Lielbritānijas iedzīvotāju intereses, bet arī, protams, Zviedrijas iedzīvotāju intereses. Šeit būs ļoti nopietnas sekas gan cilvēkiem, gan uzņēmējiem. Manā valstī, piemēram, mums ir simt tūkstoši cilvēku, kas pār, pārcēlušies uz Lielbritāniju, un viņiem nav līdz galam skaidrs, kas viņus gaida nākotnē. Arī Lielbritānijas iedzīvotājiem nav līdz galam skaidrs, kas viņus gaida. Eiropas parlamenta rezolūcija ir līdzsvarota, un šeit ir skaidri norādīts uz to, ko jau mēs esam izdarījuši, lai veicinātu sakārtotu izstāšanos. Mēs atklāti esam teikuši, ka mūs interesē kopīga nākotne. Džonsona kungam būtu nepieciešams padomāt par savu atbildību. Paldies! Makalistera kungs, viena minūte, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētājas kundze. Dāmas un kungi, vēlos uzsvērt, ka ļoti daudz kas ir pateikts šodien no kolēģa puses, bet mm, runāšu par vienu dimensiju. Uh, uh, Brexitam bez vienošanās. Tas ir saistīts ar ārlietu politiku. Mišela Barnie ir runājis par politisko deklarāciju. Uh, tā ir deklarācija starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību, un tur ir runāts par sadarbību policijas jomā, tiesību jomā, arī sadarbība jautājumus, kas ir saistīti ar ārlietu politiku un aizsardzību. Jā, ja Uh, apvienotā karaliste izstāsies bez vienošanās, tad tā vairs nedarēs, nevarēs sadarboties uh, PESCO projektos un uh, aizsardzības aģentūras projektos, un būs ļoti grūti izmantot arī iespējas Eiropas aizsardzības fondā. Tāpēc arī, kolēģi, tas ir vēl viens iemesls, lai mēs nepieļautu bezvienošanās Brexitu. Uh, no visiem spēkiem. Es atbalstu šo rezolūcijas pro, projektu un paldies kolēģiem, kas to ir izstrādājuši. Paldies! Tagad lūdzu Dānce kungs, jums ir viena minūte. Paldies! Pateiksim skaidri un gaiši, kas ir atbildīgs par šo haosu. Jūs sākāt ar nereāliem uh, nosacījumiem, nereāliem piedāvājumiem, ka var paturēt esošās tirzniecības uh, uh, saites un ka var visu to baudīt, neskatoties uz to, ka jūs atstāsiet uh, vislielāko ekonomisko bloku. Un tad visi tie, kas ir uh, pret to, tiek uzskatīti par nodevējiem, un tad vēl tiek teiks, ka Lielbritānijas iedzīvotāji ir nobalsojuši par pārtikas un medikamentu trūkumu. Tā tas nav. Uh, valsti nepārstāv Džonsons. Barniekungs, jūs vēlaties turpināt darbu, un mēs visi vēlamies tā darīt, bet daudz no mūsu kolēģiem, mums visiem jau ir apnicis uh, šāda haotiska situācija, bet mēs nevaram uh, pretendēt, ka uh, pretendēt, ka šī situācija var būt atrisināta bez uh, sabiedrības iesaistīšanās. Cilvēkiem Lielbritānija ir jāparāda, ko viņi vēlas nākotnē, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt ilgspējīgu risinājumu. Paldies, Sikierska kungs, viena minūte. Paldies, priekšsarētājs kundze. Vēlās vispirms apsveikt par niekungu ar profesionālu uh, pieju sarunu gaitai. Brexit autori teica, ka viņi no līķa sevi izgriezīs bet šķiet, ka mūsu līdzi ir ļoti dzīvīgs. Paldies jums par to! Un šķiet, ka mēs varam vienoties. Un ku, Lielbritānijas sarkanās līnijas un mūsu sarkanās līnijas šajā, uh, šeit mēs varam saskatīt, ka sarkanās līnijas sakrīt tieši Ziemeļīrijas un īrijas uh, nostiprinātās robežas neesamība, un mēs varam tam piekrist. Tāpēc arī viss ir atkarīgs no tā, vai apvienotā karaliste varēs uh, tam visam piekrist. Es tiešām ceru, ka tā tas notiks. Brexit uh, atbalstītāji runā par to, par to, ka būtu nepieciešams uh, izstāties bez vienošanās. Uh, Man ir viens lūgums Farāža kungam un uh, viņa sabiedrotajiem. Ja jūs panāksiet to, ko jūs vēlaties, un Lielbritānijas valdībai būs taisnība, ka šī būs katastrofa, tad lūdzu nesakiet, ka mēs esam vainīgi pie sekām. Un es varu atbalstīt rezolūciju. Paldies! Paldies, kolēģi! Paldies arī, ka jūs palīdzat uh, mums pieturēties pie laika. Es novērtēju, bet varbūt nevajag. Tagad viena minūte tiek uh, dota Ruisam Devēsa kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Gandrīz pirms 70 gadiem mēs, Eiropieši, nolēmām izveidot mūsu politisko savienību, un mēs to izdarījām, jo mēs zinām, ka šis ir vislabākais veids, lai nodrošinātu mieru Eiropā un lai varētu tikt galā ar nacionālajiem izaicinājumiem, kas mums tagad ir skaidri saprotami - klimata pārmaiņas un citi izaicinājumi. 2016. gadā Brexita referendumā eh, neliels vairākums apvienotajā karalistē nobalsoja par izstāšanos. Tajā brīdī tika pateikts, ka tā bija Eiropas Savienības eksistenciālā krīze, Trīs gadi ir pagājuši, un tagad mēs varam redzēt, ka eksistenciālā krīze īstenībā ir apvienotajā karalistē. Savienība ir stipra, tikpat stipra kā iepriekš. Un tagad ir jautājums, vai Boris Džonsons ir gatavs uh, rīkoties saskaņā ar uh, tiesisko pienākumu, ko ir apstiprinājusi pārstāvju palāta. Mēs ceram, ka tā tas būs, jo, ja Brexit notiks bez vienošanās, tā būs katastrofa. Uh, Paldies, un tagad lūdzu Fitzgeralda kungs, vienu minūtu. Fitzgeralda kundze, paldies! Tas, ko cilvēki ignorē bieži vien, ir tas, ka mums ir nepieciešama stipra politika. Mēs atceramies, ka mums ir reāli cilvēki, vīrieši, sievietes, ģimenes, un viņu uh, labklājībā, viņu drošība šobrīd tiek apdraudēta. Uh, Eiropas Savienība, mūsu demokrātija no paša pirmās dienas parādējusi, ka tā ir gatava darīt visu, ko vien var, lai būs vai nebūs vienošanās, lai uh, uh, miera procesu neapdraudētu. Miera process ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs atceramies, ka jebkādas papildu idejas no apvienotās karalistes būs uh, izskatītas no Eiropas komisijas puses, taču Eiropas parlaments nepie, nepiekritīs nekāda veida vienošanos uh, par izstāšanos, ja nebūs backstop risinājumu. Un šobrīd backstop ir tikai vienīgais risinājums, kas uh, nepieļauj veidot jebkādu fizisko uh, robežu uh, struktūru Un Džonsons ir teicis, ja cilvēki ir uh, sašķelti, vienīgais risinājums ir vienoties. Kolēģi, tagad mums ir brīvais mikrofons. Un 19 deputāti ir pietiekušies runāt. Es centīšos vairāk nekā pieciem ļaut uh, izteikties, bet ne visi, protams, būs apmierināti, jo ir tik daudz uh, pietiekumu. Bet sāksim ar Šaudravas kundzi. Cienījamie kolēģi! Uh, Mēs zinām, ka apvienotās karalists izstāšanās nozīmēs to, ka Eiropas Savienība kļūs vājāka un arī apvienotai karalistei tas būs negatīvi. Farešas kungs, protams, visu laiku runā par to, ka apvienotā karaliste būs stiprāka nekā līdz šim, ka jūs būsiet uh, jums labākies. Nu jā, varbūt jūs nebūsiet labās attiecībās, labā situācijā, tad, kad jums būs jārunā ar Ķīnu vai apvienoto vai ASV, un tāpēc varam teikt, ka jūs būsiet vājāk. Tāpēc ir ļoti žēl, ka jums ir šāda nostāja un šāda politika, kad jūsu pilsoņi pieņem šo lēmumu, viņi noteikti nenobalso par šādu haosu, par šādu situāciju uh, apvienotajā karalistē. Viņiem ir pilnīga nedrošība, jo, ja apvienotā karaliste izstāsies bez vienošanās, tad būs nepieciešams vienoties par kaut ko citu, lai varētu izdarīt to, kas ir nepieciešams pilsoņu interesēs. Jums noteikti būs jārisina finanšu sekas. Paldies! Un tagad lūdzu nākamais runātais Vordas kundze vienu minūtu. Džonsons, uh, būdams premjers, panācis to, ka populismā gadsimtā mums ir arvien netaisnīgākā attieksme. Džonsons ir tas premjerministrs, kas rīkojās pilnīgi ne, negodīgi. Viņš ir homofobs, islamofobs, viņš ir bīstams cilvēks, viņš ir klauns un viņu izvēlējās tikai aptuveni 2% mūsu iedzīvotāju. Viņš ar cilvēku dzīvēm riskē un spēlējās. Viņš uh, vēlas panākt uh, izstāšanos bez vienošanās, un tas nozīmē, ka cilvēku uh, dzīves, cilvēku iespējas būs uh, apdraudētas, medikamentu un, edi, uh, un pārtikas piegāde būs apdraudēta. Sanāk, ka politika uh, Uh, tiek noteikta no nu, viņu neievēlēto uh, uh, speciālistu puses, un uh, viņš šādā veidā apdraud, apdraud savu, savu iedzīvotāju drošību. Runātāja tiek pārtraukta. Paldies, un turpināsim, saka priekšsēdētāja. I'm sorry, but fewer people. Es atvainojos, bet, eh, ja jūs pārunāsiet un patversiet savu laiku, tad ne, viss nebūs izteikties. Dantona kungs, lūdzu. Paldies priekšstādā man jautājums komisāram Barņēni. Nē, es droši vien būs iespēja uz to reaģēt, bet jautājums vienkārši. Ja nebūs vienošanās, vai varētu pareizi sacīt, ka informācijas apmaiņas starp Eiropolu Eiropola tātad centru un Lielbritānijas policijas dienestiem apstāsies. Man nebūs informācijas apmaiņas, un līdz ar to iespējas organizētai noziedzībai Lielbritānijā pavēršas visnotaļ lielākas. Šaunsas kundze, lūdzu. Thank you. Paldies, kolēģi. Es sākumā vēlos uh, atvainoties par manu tautiešu mazākumu uzvedību gan šeit, gan uh, pašmājās uh, Lielbritānijā. Uh, viņi nav tā pieklājīgā un, un, un godprātīgā manas uh, tautas daļa, kas uh, noskaņota proeiropiski. Brexit uh, jēzgur ievārījuši brexitēri. Viņi nekad nav bijuši skaidrībā par to, kādu Brexitu viņi īsti vēlas. Un šīs ieskas rezultātā ir uh, atklājies tas, cik Lielbritānijas politika patiesībā ir satrūdējusi. Mums ir nepieciešams jauns referendums, lai Britu tauta beidzot var izvēlēties uh, uh, skaidru izstāšanās uh, opciju vai, vai, vai izvēlēties palikt Eiropas Savienībā, kas, protams, ir labāks darījums. Tādēļ mums ir nepieciešams vairāk laika. Bez līguma, tātad izstāšanās, bez vienošanās būs katastrofisks pašiznīcināšanās akts. Kolēģi, es aicinu jūs darīt visu iespējamo, lai, lai kādā lomā jūs arī nebūtu, lai palīdzētu mums izvairīties no šāda iznākuma. Līdz ar kā mēs eh, Lielbritānijā arī darām visu, ko spējam. Paldies! Paldies, eh, Tračkungs, vienu minūti lūdzu. Yo quería advertir sobre el... Paldies. Um, Vēlos uh, brīdināt mūs no mēģinājumiem pasniegt Eiropas Savienību kā to vainīgo, to institūciju, kas um, ir tādu kungu kā Ferhofstadta kunga pavadā. Mēs, protams, vēlamies, lai Eiropas Savienība reformētos un uzlabotos, un mēs vēlamies būt par daļu no šiem procesiem. Bet, protams, ja kāds necieņa izturas pret, pret citiem, un nevēlas ievērot britu tautas eh, leģitīmi pausto vēlmu un intereses, kas būtu jārespektē, nu, tas eh, man nav pieņemami, tas man biedē. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs, eh, protams, panāktu vienošanos, tas nebūs viegli, bet mums jāizrāda apņēmība un labticība no abām pusēm, jo galu galā mums nāksies uh, uh, turpināt uh, līdzās pastāvēšanu Lietuvānijai turpmāk. Viņi mums būtisks uh, partneris un mums nāksies sadarboties nākotnē daudzās jomās. Paldies! Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju, kurš ir krietni pārsniedz savu runas laiku. Paldies! Uh, nākamais runātājs lūdzu. Vai jūs vēlaties ko sacīt? Uh, Priekšsēdētāji uzrunā kādu no Brexit partijas locekļiem, kas izsakās no savas vietas, nepieteicies un bez mikrofona. Sorry, colleagues, please. Priekšsēdētāji, atvainojieties, kolēģi, jūs neesat runātāju sarakstā. Varbūt jūs pieteicāties. Ja būtu, ja būtu sarakstā, tad, protams, jūs arī saņemtu iespēju izteikties. The... So... Priekšsēdētāji, mēs varam turpināt darbu, jo laika mūsu rīcībā nav īpaši daudz. Nākamais runātājs. Gorsimo kungs, viena minūte jūsu rīcībā, lūdzu. Os britânicos pronunciaram-se em referendo sobre o Brexit. Kolēģi, referendums Lielbritānijā ir jāievēro ar tā rezultātu, respektīvi. Vairums nobalsot par izstāšanos no Eiropas Savienības, un tādēļ mēs, šis parlaments, uh, Nu, mēs neesam tiesīgi paust savu viedokli par šī referenduma rezultātiem. Gluži pretēji mūsu pienākums ir respektēt šī referenduma iznākumu, jo tādējādi mēs eh, mm, arī apliecināsim savu uh, uzticību demokrātijas principam. Tie, kas to, to nespēja vai, vai nevar, uh, nepalīdz uh, panākt labu iznākumu sarunās par Brexit. Vienlaikus mums, Eiropas parlamentam, ir pienākums nodrošināt lai um, mēs um, nesakotu Britu premjeru bezatbildīgai rīcībai. Viņš uzsver strauji pret, uh, pret Lielbritāniju uh, bezlīguma izstāšanās uh, virzienā, kas uh, apdraud gan viņu pilsoņu labklājību, gan arī mieru īrijas salā. Mums ir jāaizsargā visi mūsu pilsoņi, tā ir mūsu atbildība. Un mums kā institūcija ir attiecīgas saistības. Paldies! Tālāk Milan Monkungam vienu minūti se ha mencionado la importancia y las, de las consecuencias negativas. Kolēģi, Brexit negatīvās sakas skars mūsu visus, tās pieminēja citi kolēģi, un, protams, mēs visi no tā cietīsim. Nu, piemēram, zivsainiecību jomā. Arī Baņiekungs to, to ir atzīmis, ka šajā jomā varētu būt uh, problēmas. Ja nebūs līguma par izstāšanos, uh, attiecīgi pārējais posms, tad um, abām pusēm būs liels zaudējumi. Ir ja nepieciešami ārkārtas uh, risinājumi un mehānismi no abām pusēm, lai nodrošinātu, ka mēs uh, saglabājam piekļuvi uh, vismaz uh, pagaidām arī Britu ūdeņiem, kamēr turpinās uh, turpmākas uh, sarunas par, par zivsainicību, jo mēs zinām, ka jums tas nepatīk, cenījumi mūsu Brexit kolēģi, bet tomēr tas ir nepieciešams. Viens no Eiropas Sanības mērķiem ir nodrošināt um, apusēju piekļuvi starptautiskiem ūdeņiem un zivju krājumiem. Un uh, tas ir nepieciešams uh, abām pusēm, tāpat arī nozars pārstāvjiem. Paldies, priekšsētāji, uh, izslēdz mikrofonu runātājiem, jo beidzies runas laiks. Paldies, uh, tālāk Alsakungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Jebkuras valsts aizsardzība un šīs aizsardzības uh, līdzekļi ir būtiski suverenitātes atribūti. Un tā ir pirmā, jebkuras valsts valdības atbildība. Tādēļ man tiešām uh, rūp tas, ka mēs valdības sadarbībā ar komisiju, pēc tam, ka Lielbritānija balsoja par izstāšanos, ir piesaistījusi Lielbritānijas aizsardzības spējas dažādām Eiropas Savienības struktūrām. Kā mēģis ir uh, pakļaut uh, mūsu aizsardzības un izlūku dienestu darbību un bezatbildīgai komisijai. Šajā politiskā deklarācijā viens no četri līdz viens no seši punktos ir skaidri pausts, un tā ir būtiska uh, daļa no izstāšanās uh, līguma atbilstoši 84. pantam. Es norūpējies par to, ka Britu deputāti nav pildījuši savu pienākumu un nesaprot šo, šos draudus. Tādēļ aicinu mūsu deputātus, visus brītus, uh, viennozīmīgi noraidīt jebkurus mēģinājumus šo briesmīgo uh, darījumu uh, atlikt atpakaļ sarunu galdu un to ievērot. Paldies! Nākamais runātājs uh, manā sarakstā, tādēļ jā, brīvais mikrofons ir Kortāns Konsons. Ja? Paldies, priekšsādātāji! Šonadēļ uh, saskārāmies ar to, kā uh, um, Britu premjeras slēpās no Britu prosēm Luksemburgā. Uh, viņam riebas viņa ego. Uh, Viņš slēpjas no parlamenta diskusijām Vestminsterā. Un ar to eh, man prieks redzēt, ka Eiropas demokrātija šeit ir dzīva un vesela. Ir eh, tiesības paust eh, visus viedokļus, gan tos, kam es piekrītu, gan ne. Ir tie, kas 16. gadā vēlējās panākt labāko un ātrāko līgumu par izstāšanos vēsturē, un tagad viņi apgalvo, ka viņiem nepieciešams tā, tāds vienkārši un skaidrs Brexits, bet tās taču nav iespējams. Runājot par uh, sociālām un ekonomiskajām sekām, ko sastāst, nu, tas nebūtu nebūs vienkārši, jo sevišķi, ko sastāst uz Ziemeļa, Austrum Angliju un Falkmenu salēm, pilsoņu tiesības tāpat arī ir jāaizsargā, par to nav skaidrības. Un tāpat uh, nebūtu nebūs uh, vienkārši tie galā ar hausu, kādu, nu, tie piedzīvos mūsu veselības aprūpas dienas un citu. Šiem cilvēkiem Brexit partijai nav mandāta no Britu tautas. Britu tautai pašai jālēm, kas notiks tālāk ar izstāšanos no Eiropas Savienības. Grazie, e, Kjūšo. Paldies. Um, līdz ar to noslēdzam brīvā mikrofona procedūru un tagad uh, došu vārdu sarunu vedējiem Barņēkungam atbildēt uz šeit izskanējušiem komentāriem. Merci, Paldies, priekšādātāji! Es varu izteikties īsi bet eh, tomēr es eh, vēlētos izmantot šo iespēju, lai jums eh, pateiktos, deputāti. Vēlos pateikties priekšādātāja Junkera un arī savā vārdā. Liels paldies par šo iespēju vadīt sarunas šo trīs gadu gaitā. Šīs debatas ir ļoti svarīgas. Mums ir jāņem vērā visu mūsu atšķirīgie viedokļi. Šis ir tāds patiesības mirklis. Ir pagājuši trīs gadi pēc referenduma, un mums ir jāsaprot, kas īsti ir noticis e, šajās sarunās. Šis e, brīdis ir izšķirošs, un mums ir jābūt e, mierīgiem un vienam otru jāciena. Turpināšu strādāt šādā garā. Es vēlētos pateikties jums visiem par jūsu teikto. Mēs ļoti uzmanīgi klausījāmies jūsu domās jo īpaši mēs klausījāmies deputātos, kas nāk no īrijas un no ziemeļīrijas. Uzskatu, ka šīs teritorijas saskarās ar vislielākajiem riskiem Brexita gadījumā. Te ir runa gan par īru pilsoņiem, gan arī par uh, vienotā tirgus nesadalāmību, par uh, četrām brīvībām, kuras arī ir jāsaglabā. Liels paldies visiem par jūsu izteikumiem! uzklausīju arī tos, eh, kuri domā savādāk. Ir eh, kāds apvainojums, uz ko es vēlos reaģēt. Es vēlos, lai viss būtu skaidrs. Zanī kungam vēlos atbildēt, Ferāģa kungam, Madison kungam, visiem pārējiem, kas vairs nav klāt. Neviens nevēlas apiet Britu pilsoņa vairākuma gribu izstāties no Eiropas Savienības. Neviens eh, nevēlas eh, izvairīties no Brexita. Neviens nevēlas paturēt apvienoto karalisti pret tās gribu Eiropas Savienībā vai Muitas Savienībā. Jūsu pienākums ir izstāties. Mums, protams, eh, par to ir žēl. Esam to atkārtojuši desmitiem reizes. Mums patiešām žēl par jūsu izvēli. Mēs nekad neesam redzējuši, ka tai būtu kāda pievienotā vērtība. Bet es vēlos arī skaidri pateikt, ka Eiropas Savienības padome kopā ar parlamentu man deva mandātu, un eh, es eh, esmu uzklausījis arī mm, komisijas priekšādātāju Junkeru un Fonderlainas eh, kundzi. Mans uzdevums ir mēģināt atrast vienošanos, un šeit ir jāatceras par divām lietām. Pirmkārt, mums ir vienmēr jāsaka taisnība. Šeit, parlamentā un arī pilsoņiem, mums ir jārunā par Brexita sekām. Jums ir jāpasaka taisnība. Jūs runājāt arī par Britu pilsoņu respektēšanu. Britu pilsoņiem, tāpat kā Eiropas Savienības pilsoņiem, ir tiesības uh, uzklausīt patiesību par Brexita sekām, un šīs Brexita sekas noteikti būs smagākas, nekā jūs vēlaties uh, to pieļaut. Jums vajadzētu to apzināties. Pēc Brexita jums vajadzēs uh, stāties uh, pilsoņu priekšā, un tieši tas pats būs jādara arī mums, un mēs to vienmēr esam atkārtojuši. Mums ir jāsaprot, ka Brexitam būs sekas vienalga, vai tiks panākta vienošanās, pie kā mēs strādājam, vai arī nē, un um, sekas noteikti būs smagākas, ja vienošanās netiks panākta. Uh, Vēlos atbildēt arī Ņūtonam Dānam un pārējiem. Esam sagatavojuši šo hipotēzi Brexitam bez vienošanās, un, protams, šeit ir jādomā par drošību, par sadarbību ar Eiropolu, un neiz, nevienošanās uh, nav mērķis, uh, tas ir tāds pagaidu stāvoklis, un uh, mums būs jāmēģina sagatavot cita veida partnerība. Esmu strādājuši šo trīs gadu gaitā ar šo pirmo uh, prasību, proti visiem teikt patiesību. Un otrā prasība ir atrast juridiskus risinājumus. Šeit nav runa par runām vai deklarācijām, te ir runa par līgumu, te ir runa par nopietnu juridisku atbildi uz visiem jautājumiem, ko izraisa šī šķiršanās - Brexits. Tas attiecas gan uz īriju, gan arī uz citām jomām, uz zivsaimniecību un tā tālāk. Mums ir jāroda konkrēti un operatīvi risinājumi. Es e, nevēlos šeit izvairīties no konkrētiem un operacionāliem risinājumiem. Tieši tāpēc mēs arī runājam ar premjeru Džonsonu un viņa komandu. Mums ir vajadzīgi risinājumi. Protams, mums ir jādomā arī par backstopu un citiem jautājumiem. Mums ir jādomā par visu, kas radīsies Brexita gadījumā. Lūk, ar šādiem priekšnosacījumiem es strādāju. Mēs vienmēr esam bijuši pieejami, un, ja man turpinās uzticēties, es turpināšu strādāt Eiropas Savienības vārdā. Es to daru eh, patiesības un apņēmības pilns. Paldies! Grācie! Paldies, Barņiekungs, nu, un uh, padomis uh, vārdā vārds Duprēnas kundzei, Somijas ministrai, lūdzu. Priekšstādētā kungs, eh, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Neskatoties uz eh, pat labā nestošo nedrošību un neskaidrību no Britu puses, mums jābūt atvērtiem uz jaunām idejām, uz eh, jaunām iespējām rast izrāvienu Brexit sarunās, nu, kas atbilst mūsu principiem. Panākt izstāšanos no Eiropas Savienības atbilstoši tiesiskām normām. Tā ir mūsu prioritāte līdz pēdējiem brīdiem, ņemot vērā smagās negatīvās sekas, ko atstāt izstāšanās bez nolieguma. Un, nu, un pagaidām mums e, jāturpina gatavoties visām iespējām. Tā ir skaitā, kā varētu sakot, mētiecīgi pasākumi no Eiropas Savienības puses, lai mazinātu potenciāli negatīvo ietekmi uz pilsoņu dzīvi un, un, un e, tautsainicības attīstību. Tomēr, dāmas un kungi, mums ir jābūt gataviem arī e, apsvērt uh, iespēju pagarināt ar sarunu procesu atbilstoši 50 pāntiem, ja saņemsim atbilstoši motivētu lūgumu no Britu valdības puses. Vēlos jums visiem atgādināt, ka šeit ir nepieciešama pacietība, un pacietība ir vērtība. Rēķinamies ar jūsu atbalstu dažādos uh, līmeņos un visās uh, šī procesa stadijās. Tā kā liels paldies jums par šo diskusiju par jūsu paustiem viedokļiem, par jūsu komentāriem. Nu, un paldies par uzmanību, dāmas un kungi. Grazie, signora ministro. E... Komuniko di aver ricevuto due. Gribu paziņot, ka esmu uh, saņēmis divus rezolūcijas priekšlikumus, lai noslēgtu šo diskusiju, un uh, noslēdzam uh, līdz ar to šo diskusiju, un balsošana notiks vēlāk šodien. Tagad pārējām pie balsošanas tālāk un uh, taisa pārtraukumu uz vienu minūti, lai kolēģi varētu ierasties zālē un ieņemt vietas. Allora riprendiamo il gruppo ID e ID. Atsāksim darbu. ID grupa un pie grupām nepiedarošie delegāti ir paziņojuši par eh, dažām izmaiņām attiecībā uz eh, delegāciju sastāvu. Šie lēmumi tiks iekļauti eh, šīs sēdes protokolā un stāsies spēkā datumā, kad tie ir izsludināti. Un pārējām tagad pie balsošanas. Hovārta kunga ziņojums, budžeta grozījums. Viens vienots balsojums personāla balsojuma formā, tātad sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl viens Havārda kunga ziņojums budžeta grozījums. Dožu vārdu tagad referentam. Uz divām minūtēm, lūdzu. Nav zālē. Would... Priekšsēdētāji, pirmām kārtām es gribētu pateikties ēnu referentiem un sekretariātam par darbu pie šī dosie. Izteikšos īsi, bet ir svarīgi, lai šie jautājumi tiktu piefiksēti. Šis eh, budžeta grozījums numur divi nedaudz atšķirs no standarta Tas, principā, ir 2019. gada uh, pabeigtā budžeta tāds noslēguma punkts. Uh, mēs pabeidzām to otrajā uh, samierināšanās procesa sēdē starp parlamentu un padomi. Padomas uh, nostāja bija tāda, ka šis galīgais elements tiks iesniegts kā budžeta grozījums 19. gadā. Tātad šodien mēs pabeidzam šo vienošanos un stiprinām divas programmas, kuras vairāk kā jebkuras atspūguļo uh, Eh, mūsu ekonomikas nozīmi un eh, tā pievienoto vērtību Erasmus Plus apvārsnes 2020. Eh, šī programma, ko studenti izmanto tik daudz, saņems vēl 20 papildus miljonus un apvārsnes saņems vēl 18 papildus miljonus, lai varētu veikt pētniecības darbu un ieguldīt tehnoloģijās. Priekšsēdētājs, šis investīciju budžets atspoguļo patiesību un mūsu reālos centienus Eiropas Savienībā, kas ļaus mums uh, sasniegt kopā vairāk nekā jebkur dalība valsts varētu sasniegt viena pati. Uh, paldies par jūsu pacietību un uh, aicinu jūs atbalstīt šo grozījumu. Paldies! Un personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk uh, Murešana kunga ziņojums par Eiropas Savienības solidaritātes fonda izmantošanu. Atkal viens balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsošanu. Pieņemts. Tālāk atkal viens Hovārda kunga ziņojums par budžeta grozījumu. Atkal viens vienīgs balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Junka ziņojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu. Atkal viens vienīgs balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad rezolūciju priekšlikumi pār apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas Savienības. Ceturtais punkts divās daļās. Pirmā daļa - paceļot roku, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 12. punkts divās daļās. Pirmā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Otrā daļa - paceļot roku balsojumu, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 14. punkts divās daļās - pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemts Pieņemts otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 17. punkts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 20. punkts, kurš par, pret, atturas, atturas. Apsvērums A divās daļās, kurš par pirmo daļu, pret, atturas, pieņemts otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. D apsvērums divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kā apsvērums eh, sākotnējais teksts, kurš par, pret, atturas, pieņemts. N apsvērums, eh, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par rezolūcijas eh, projektu kopumā, personāla balsojums, tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu vairākumu. Devo dire che questo decade. Allora, in attesa delle dichiarazioni di voto. Un eh, tagad neliels pārtraukums uz dažām minūtēm, un tad sāksim eh, balsojumu skaidrojumus. Kolēģi, riapriamo la seduta per procedere. Eh, tagad pāriem pie balsojuma skaidrojumam, atsākam sēdi un eh, kolēģi. Negribu, eh, negribu ļaut ievilkt darbu, tātad sēde, sēde jānotiek paredzētajā laikā. Cienījamie kolēģi, mums ir jāturpina darbs. Tātad mēs ķersimies pie balsojuma skaidrojumiem. Lūdzu, aicinu tos kas nevēlas, kas negatavojas piedalīties tālākās debatēs, lūdzu atstāt plenāru zēli. Tas ir vienkārši cieņas jautājums. Cienīsim kolēģis, kas grib izteikties. Thank you. Cienījamie kolēģis, vēlreiz lūdzu panes, eh, pamest eh, plenāru zāli, ja jūs eh, negatavojaties piedalīties balsojuma skaidrojumos. Paldies! Procediamo con le dichiarazioni di voto. Pārējām pie balsojuma skaidrojumiem. Balsojuma skaidrojumi par eh, rezolūcijas priekšlikumu par apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas Savienības. Dodu vārdu Kirtonu Dārlingu kundzei. Lūdzu, vienu minūti. La kolēga Kirsten Darling. Uh, kolēģi Girtona Dārlinga atsakās no savu runāšanas laikā, tad nākošais Vondras kungs. Viena minūte lūdzu. Well. Kolēģis Vondra, vai mikrofons nedarbojas? Šķiet, ka mikrofons nedarbojas. Šķiet, ka darbojas tomēr. Es eh, balsoju pret šo rezolūciju, jo domāju, ka mums vajadzētu paturēt prātā turpmākās attiecības, lai tās neizvērstos kā konflikts. Mēs eh, mēģinam eh, stiprināt kā Britu parlamentu jau šo rezolūciju. Uh, runāt par vienošanos, kas trīsreiz jau ir noraidīta. Nu, jāatzīmē, ka Čehslovākijā arī mums bija tāda kā šķiršanās. Un, ja notiek šķiršanās, tad ir nepieciešama zināma devība, devīgums. Un es domāju, ka šāds eh, pats devīgums ir jāpauž arī tagad. Čekoslovākijas eh, šķiršanās gadījumā būtu bijis smags konflikts vai karš, vai tas ir tas, ko mēs tiešām gribam panākt? Jā. Džikuji. Paldies. Un eh, tagad Šoidrovs kundze, viena minūte. Lūdzu, Mikēla. Paldies, priekšstādātāji, cienījamie kolēģi. Es esmu no tās pašas eh, valsts kā kolēģis Vondra, un neskatoties uz to, es balsoju par rezolūciju. Tieši tāpēc, ka es eh, respektēju eh, Britu parlamenta rezolūciju, kurā ir rakstīts, ka apvienotajai karalistei ka viņi nedrīkst izstāties bez risinājuma. Un tieši tāpēc es domāju, ka Eiropas parlaments ir rēģējis atbilstošā veidā. Uh, ierosinot šo uh, laika termiņu atlikšanu, ja risinājums netiks panākts. Mēs neko neuzspiežam apvienotie karalistē, mēs neuzspiežam savu risinājumu. Tas ir risinājums, ko viņu premjers ir parakstījis. Apvienotā karaliste var iesniegt grozījumus uh, šim paredzētiem risinājumam. Izmaiņas, bet premjerministrs nekādas izmaiņas nevierosinājis. Eiropas parlaments pauž lielu uh, pacietību un uh, vēlmi, gluži tāpat kā galvenais sarunvedējs Barņē. Mēs uh, esam gatavi izdarīt izmaiņas šajā risinājumā, ja apvienotā karaliste ierosinās kādas izmaiņas. Paldies runātājam un uh, tagad porrit kundze uz minūti. Um, microphone's not coming on. I have. Now it's working. It's not coming on. Yeah, yeah. Okay. Es balsoju par šo rezolūciju šodien. Ne jau tāpēc, ka es vēlētos, lai izstāšanās vienošanās tiktu īstenota, jo jebkāds Brexit veids eh, būtu kaitējums visiem. Es to darīju tāpēc, ka tekstā ir minēts, ka pagarinājums ir iespējams, lai izvairītos no izstāšanās bez vienošanās un lai dem demokrātiskas eh, demokrātas pasākumi varētu notikt, kā referendums vai vēlēšanas. Es vēlos pateikties proeiropeiskiem pro spēkiem šeit, kas pauda solidaritāti, saskaroties ar bīstamu populistisku eh, virzību, kuru radīja cilvēks no plenārsēžu zāles eh, tās puses, kurš šeit ierodas tikai uzstāties, eh, piesist kāju un saņemt eh, samaksu. Diemžēl mēs līdzīgu retoriku dzirdam arī no Daunigstīs desmitā numara šobrīd. Tomēr apvienotā karalistē spēku uzņēma proeiropiskā kustība un, kā Gīsfer Hofštāts sacīja, projopētiskie spēki veido lielāko daļu no parlamenta, un mums ir jānostājas pret nacionālismu un populārus, eh, populistu spēkiem. Neļausim viņiem uzvarēt. Kolēģi, vi richiamo al rispetto dei... Kolēģi, aicinu jums ievērot atļautu uzstāšanās laiku. Paldies. Un eh, tagad eh, patena kungs, viena minūte, lūdzu. Es balsoju pret uh, Ferhofštāta kunga impērisko rezolūciju. Es ticu īstam Brexitam. Kāpēc? 58% iedzīvotāji Austrum Midlendā balsoja par izstāšanos, vairāk kā 60% piekrastes reģionos balsoja par izstāšanos. 74 miljoni, 17,4 miljoni apvienotajā karalistē balsoja par izstāšanos. Tas ir absolūtais vairākums. Es uzklausīju šeit parlamentā visdažādākos eh, deputātu izteikums, kur sacīja, ka cilvēki nezināja, ko dara. Sakot, ka viņiem ir jāklausa tam, ko Eiropas Savienība saka, un tikai tad, ja viņi piekritīs, uh, šai iestādei, tad viņi beidzot dabūs demokrātiju. Banjē kungs beidzot eh, ir pateicis, lai kāda būtu vienošanās par backstop, nebūs eh, veida, kā izvairīties no muitas savienības 17,4 miljoniem eh, iedzīvotāju, kas balsoja par izstāšanos. Britu iedzīvotāju vēlme ir jārespektē. Ir laiks tīram Brexitam. Thank you, grazie mille. Adesso la parola all'onorevole. Tālāk Hukkungs. Paldies, vicepriekšsēdētājs. Es atbalstīju šo rezolūciju, jo tajā tiek atzīta britu iedzīvotāju tiesības atsaukt 50. pāntu. Un tas, es domāju, arī notiks, jo Džonsonam nav vairākums apvienotās karalistas parlamentā, tāpēc viņš mēģina apturēt parlamenta darbu. Uh, un neļaut balsot cilvēkiem par šo vienošanos, eh, par izstāšanos. 2016. gada referendums bija neskaidrs ar milzīgu dezinformācijas eh, apmēru, ar meliem par naudu, ar meliem par Turcijas iestāšanos. Vicepriekšsēdētāj kungs, es neredzu šeit turku deputātus. Uh, Džonsona kungam gan klājas labāk. Viņš vairs pat neizliekas, ka tie apgalvojumi bija patiesi. 2016. gada e, lēmums e, ir novecojis. 2019. gada Lielbritānija ir savādākā. Neviens nebalsoja par to, ka trūks pārtika un zāles, par to, ka tiks bloķētas šosejas Un tas ir reāls risks. Mēs varam izdarīt daudz ko vairāk, lai nonāktu labāk situācijā nekā Brexit, un mums ir jāaizmirst šī lieta. Thank you, grazie mille. Adesso la parola al... Paldies, tālāk vārds Bierders kundzei. Šodien es balsoju par šo rezolūciju. Man nepatīk mējas vienošanās, man nepatīk Brexits, es ienīstu to. Tomēr, jebkura vienošanās, kas ir panākta, uh, Tā ir cilvēku nākotne, bet Boris spēlējas ar cilvēku nākotni. Mēs vēlamies, lai Brexit tika apturēts. Mana partija, Džons Svinson un uh, eh, Liberāla demokrātija, tad, kad nonāksim valdībā, balsosim par 50. pānta atsaukšanu un Brexit apturēšanu. Mēs vēlamies palikt Eiropas Savienībā. Šajā rezolūcijā ir atzīta mūsu atbildība Britu iedzīvotāju priekšā. Uh, Viņiem ir tiesības pašiem to izlemt, bet eh, viņu nākotne ir miglā tīta. Es valstu valdībām tagad jāstrādā pie tā, lai eh, atrisinātu šo jautājumu. Mēs nedrīkstam pieļaut jaunu vindrašu skandālu. Un es vienmēr esmu apņēmusies strādāt eh, apvienotās karalists un Eiropas Savienības labā. Mums ir laiks uh, strādāt pie vienošanās vai palikt pilnībā Eiropas Savienībā ar visiem tā ieguvumiem no tā. Paldies! Paldies! Tālāk eh, Gibsons kundze. Paldies! Es eh, balsoju atbalstot šo rezolūciju un vēlos precizēt ka es neatbalstu nekādu Brexit arvienošanos vai bez. Es no sirds ticu, ka jebkāds Brexit nāks par sliktu apvienotai karalistei un Eiropas Savienībai. Un es arī turpmāk eh, turpināšu kampaņu, lai apturētu Brexit. Bet šī rezolūcija ir svarīga, jo šeit ir atsevišķi atzīts, ka apvienotā karaliste ir pieņēmusi likumu, kas uzliek par pienākumu premjeram prasīt eh, pagarinājumu lai izvairītos no izstāšanās bez vienošanās, lai organizētu referendumu vai atsauktu Brexit vispār. Boris Džonsons nerīkojās Britu pilsoņu interesēs, viņš ir apturējis parlamentu darbību. Viņš eh, ir atzinis, ka viņš eh, pārkāps likumu, lai tikai panāktu Brexit. Viņš rīkojas kā diktators, un mums ir nepieciešams eh, laiks, lai apgāstu viņa rīcību ar demokrātisku procesu palīdzību. Paldies! Tālāk Havarta kungs. Vienu minūtu. Tāds taču nebija plāns, vai ne? Labākais, ko mums tagad piedāvā, ir izdzīvošana. Tā vietā, lai būtu labākais eh, nolīgums tir, tirzniecības vēsturē, mums draud nekāda vienošanās vispār. Mēs saskaramies ar skarbo realitāti, kur spēcīgs kaimiņš eh, veido noteikums, kur mums nav nekas sakāms, bet tirgus realitāte diktē to, ka mums nāksies tom visam sekot. Un vesela nozare tiek eh, upurēta, tirgus daļas samazinās. Katra britu pilsoņa tiesības un brīvības samazinās. Tāda ir realitāte šajā Brexitā. Absolūti ne tas, ko solīja Brexit atbalstītāji izstājoties no Eiropas Savienības, ātri tiks konstatēts, ka nacionālai suverenitātei mūsdienu pasaulē ir liela ierobežojuma. Mēs daudz ko dzirdam par demokrātiju, bet bez atbildības ņa, saņemiet eh, savu eh, solījumus un eh, dodieties atpakaļ pie britu iedzīvotājiem, lai viņi izlēma savu nākotni realitātei. Paldies, tālāk Hīverkungs. Pēc eh, šādas eh, izrunāšanās vēlos atgādināt, ka joprojām eh, Brexit ir atbalstītāju vairākums manā valstī varbūt izstājoties Britiem kā lielajiem maksātājiem, jūs redzēsiet, ka situācija mainās. Paskatieties, lielākā partija šajā iestādē ir Brexiteers partija. Kas attiecas uz izstāšanās vienošanos, ka tā ir līdzsvarota un taisnīga, jūs laikam smejaties. Tas ir sliktākais līgums, kāds ir vēsturē pieredzēts. Mēs cīnāmies par tīru un taisnīgu Brexit. Jāpieturas pie faktiem. Manā valstī pieauga atbalsts, lai izstātos bez vienošanās Mēs uzvarējām 2016. gadā, izdarīsim to vēlreiz. Brexit partija ir šeit uz palikšanu, mēs izstāsimies no Eiropas Savienības. La... Paldies! Tālāk Necinga kundze. Vispirms es vēlos pateikties šai brīnišķīgai demokrātiskai iestādei par jūsu atbalstu, ko izrādījāt apvienotai karalistei atbalstot 50. panta termiņu pagarinājumu. Izstāšanās bez vienošanās ir šausminošs eh, scenārijs daudziem eh, apvienotās karalistas pilsoņiem. Vislielākais risks ir neaizsargātākai sabiedrības daļai, piemēram, tie, kas ir atkarīgi no zālēm, kas tiek importēts no Eiropas. Daudz cilvēku veselība ir atkarīga no tā, ka šo zāļu importā nav aizķeršanās. Uh, Tām nav ilgs uzglabāšanas laiks, un eh, tas ir jāuzglabā vēsumā. Neviens nevar garantēt, ka šīs zāles eh, varēs piegādāt eh, transporta haosā pēc izstāšanās bez vienošanās. Un tiek pat apsvērts valdībā apzināti riskēt ar šā, šādu sabiedrības daļu. Tas ir šokējoši. Liela daļa apvienotās kādas parlamenta deputātu un arī šeit liela daļa deputātu nevēlas Brexit bez iz, vienošanās un neviens nevēlas pieļaut šādu situāciju, kādu es minēju. Riski ir ļoti reāli, bet ilgtermiņā jebkāda Brexit vienošanās eh, noliek cilvēks vēl sliktākā situācijā. Paldies! Tālāk Dobnī. Well, first of all, Pirmām kārtām gribu teikt, ka ir brīnišķīgi redzēt, ka ir eh, daži briti arī tai pusē parādījušies uz balsošanu. Nebija klāt gan visās debatēs, droši vien, ka sēdēja bārā un ēda krosānus. Eh, jāsaka, ka šeit esam uzklausījuši veselu tādu eh, pusmēlu, pustaisnību un mēlu vētru. Un runājot par šiem <laughs> ārprātīgiem pieņēmiem, ka Lielbritānija darbojas diktātā, nu diktatori un diktāts nepiedāvājums vispārējās vēlēšanas. Uh, Un tad, eh, kad jūs eh, zinat, ka būs vēlēšanas, tad jūs zinat, ka eh, Korbins tiks sakauts daudzās valsts daļās, ir īpaši Ašfildā, kur es būšu deputāts un palīdzējuši sagraut Korbinu un visu to vaiprātīgo haosu, ko viņš ir atstājis. 70% cilvēku Ašfildā manā vēlēšana apgabalā balsojuši uh, izstāties. Uh, Un eh, jāsaka, šeit parlamentā šeit nav nevienam gar to nekā darīšana. Šeit Eiropas parlaments nesaprot britu cilvēkus un nepārstāv britu cilvēkus. Un, Jūs eh, nepārtrauksiet, eh, neiestāsieties ceļā šīm 17,4 miljoniem balstu uz redzēšanos savu Fiderzēnu revuāru. Paldies, un tagad Palmerkungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, vicepriekšsēdētāja kungs, pateikšu, kā ir jo šīs rezolūcijas teksta redakcija ir nu, neskaidra par, patā, par pilsē, pilsoņu tiesībām un par viņu tiesību aizstāvību Eiropas Savienībā. Tas ir satraucošs jautājums. Attieksme pret šiem jautājumiem ir bijusi apkaunojoša, un eh, tas apkauno manu valsti, valsti, ko es mīlu, valsti, kuru tāpat mīlu tie briti, kuriem tā ir kļuvusi par māju, kur ir izveidojuši savus uzņēmumus, valsts dienestā strādājuši, maksājuši nodokļus apvienotajā karalistē desmitiem gadu. Viņi ir pelnījuši ko labāk nekā šo settled status uh, uh, schēmu. Tā ka mans vēstījums šiem uh, cilvēkiem apvienotajā karalistē, kurus es pārstāvu East Midlands uh, reģionā, uh, ir veistījums ir tāds, ka mana valsts ir labāka nekā šī, un uh, šie Eiropas Savienības pilsoņi pelnījuši ko labāku nekā šādu attieksmi pret viņiem. Paldies, un uh, Brafī kundze nākošā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo rezolūciju, bet es nevēlos, lai Brexits notiktu. Kā uh, veselības jomā strādājošā apvienotajā karalistē uh, Eh, saprotu, ka galvenie punkti šajā rezolūcijā ir nodarbinātības status un sociālo eh, un tiesības uz sociālajiem pabalstiem Eiropas Savienības pilsoņiem lai varētu veselības darbinieki strādāt eh, valsts veselības aprūpas sistēmā, eh, šīs tiesības tiek apdraudētas, jo pirms trīs gadiem 11% darbinieku Nacionālajā veselības aprūpas sistēmā bija no citām dalību valstīm, un šis cipars tagad ir uh, samazinājies, tagad ir 5,5% tikai šis milzīgais samazinājums. Uh, parāda, ka cilvēki baidās par viņu tiesībām apvienotajā karalistē, ja Brexits īstenosies. Un tāpat arī neskaidrība par sociālajiem maksājumiem un tiesībām uz tiem, ja nebūs Brexits ar vienošanos tā, ka. Mm, šī rezolūcija ir pozitīva, tā nodrošinās, ka Eiropas Savienības pilsoņi, kas dzīvo un strādā apvienotajā karalistē, ka viņu tiesības būs uh, prioritāte numur viens Eiropas Savienībā. Liels paldies! Un Banting kundze, lūdzu, vienu minūtu. Uh, eh, parlamentārieši kolēģi, šis ir eh, svarīgākais balsojums, ko kādreiz esmu veikusi. Es eh, pozitīvi veids rēķinu vērtēju parlamenta apņemšanos attiecībā uz 50. pantu, bet jeb kādām izmaiņām ir jāiet cauri Britu cilvēku balsojumu. Ja tagad notiktu referendums ar iespēju palikt Eiropas Savienībā, es pārliecināta, ka mēs uh, uzvarētu balsojumā un varētu pārtraukt uh, Brexitu. Kāpēc? Tāpēc, ka šoreiz jauni cilvēki tiešām uh, nāktu un reāli balsotu. Jaunieši Lielbritānijā ir nikni. Apmēram 3 ceturdaļas jauniešu, kas bija pārāk jauni, lai balsotu 16. gadā. Un tagad ir sasnieguši šo balsošanas vecumu, viņi saka, ka viņi atbalsta palikšanu Eiropas Savienībā. Tā ka, lai kāds uh, Tātad, lai kur jūs esat Eiropa, atgriezieties pie saviem līderiem un prasiet padomē, lai viņi atbalsta jebkādu šī termiņa pagarināšanu. Dodiet Lielbritānijas jauniešiem iespēju lemt pašiem savu nākotni. Paldies, un tagad Benjana kungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies! Es gribētu paskaidrot, kāpēc balsoju par eh, rezolūciju, kas atbalsta Brexit vienošanos, par kuru jau tika vesta sarunas starp apvienoto karalistu un uh, Eiropas Savienību, bet kas ir iesprūdis tagad visas Eiro, uh, apvienotās karalistas parlamentā. Jo šī rezolūcija arī tur atvērtu iespēju apvienotāju karalistai pārskatot savu pozīciju ar uh, tautas balsojumu palīdzību vai ar valdības nomaiņas palīdzību to panākt. Tas nozīmē, ka būtu nepieciešams tālāk pagarināt 50. panta īstenošanu, lai apvienotā karalista pārdomātu savu pozīciju. Brexits bez risinājuma būtu katastrofiks arī Britu lauksaimniecībai un lauksaimniekiem. 97% uh, jērgaļas uh, eksporta iet uz Eiropas Savienības 27 valstīm, un mēs tāpat arī eksportējam būtisku apjomu lielopu gaļu, graudaugus un uh, citus pārtikas produktus. Šī tirgus zaudēšana nebūs manu vēlētāju interesēs. Mans pirmais pienākums tieši tāpēc ir novērst uh, Brexitu bez risinājuma un tad tālāk uh, censties nodrošināt tālāk um, apvienotās karalists dalību Eiropas Savienībā. Paldies! Un tagad Deivis kungs uh, uz minūti lūdzu jums vārds priekšsēdētāji. Es negribu tādu pārvaldītu Brexitu, es gribu pārtraukt to. Uh, Šeit, Eiropas parlamentā, mēs pārstāvam Eiropas vērtības, bet uzskatu, ka tās ir arī Britu un liberāļu vērtības. Mēs esam par ekonomiku, kas dod labumu visiem. Mēs esam par vides pasākumiem, kas aizsargā visus. Es negribu, lai mana valsts tiktu izslēgta no tām telpām, kur tiek pieņemt lēmumu par mūsu kontinenta nākotnes. Negribu, lai mana valsts aizbēgta no jautājumiem, ar kuriem mūsu kontinents saskaras. Es gribu, lai mēs gribētu, lai mēs būtu Eiropas Savienības eh, sirdī. Es gribu būt līderis, nevis tas, kas mūk prom padomu. Mana nostāja ir vienkārša. Uh, miskastē Brexitu. Thank you. Grazie mille. Paldies. Un tagad dodu vārdu Āģus uh, Salība kungam uz vienu minūti. Paldies! Uh, Brexit uh, termiņš tuvojas. Eh, rodas eh, risks arvien lielāks, ka nekārtīga izstāšanās notiks, un tas eh, rāda tādu tumšu nākotni. Tā būtu pilnīgi katastrofa, no kuras jāizvairās. Diemžēl neskaidrības un politiskā nestabilitāte tikai pieaug katru stundu. Mūsu pirmā prioritāte šajā situācijā ir ir eh, saglabāt eh, tiesības un Eiropas Savienības pilsoņu intereses, eh, to Britu intereses, kas dzīvo Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības pilsoņu intereses apvienotā karalistē. Brexit gadījumā ciest uzņēmumi, tiktu zaudētas darba vietas, apvienotā karalistē un tāpat Eiropas Savienībā. Mūsu otrai prioritātei jābūt palīdzēt uzņēmiem un strādājošiem, lai nodrošinātu to, ka uh, šis sloks un izmaksas ir minimālas. Un visbeidzot, uh, ļoti graujoša bezrisinājuma Brexit īstenošana. Tam būtu smagas sekas attiecībā uz uh, Ziemeļīrijas un īrijas robežu. Tas viss būtu jāminimizē. Mums ir jāstrādā kopā, lai veiktu saprātīgs pasākums, jāiesaistās konstruktīvā dialogā, lai izvairītos no šāda bezrisinājuma scenārija. Un tam ir jābūt uh, politikas uh, un partiju savstarpējām interesēm. Tātad jāstāv pārtam. Paldies! Un tagad Damīža kungam. Paldies! Kā uzņēmējs es nesaprotu, kāpēc. Jebkurš uzņēmējs gribētu atteikties no uh, 512 miljonu uh, cilvēku liela tirgus. Mūsu 65 miljonu tirgus vietā. Bet uh, šie it kā īsi un ātri iegūstamie labumi šķiet tik uh, kārdinoši Kā ebook.com dibinātājs es arī esmu redzējis, ka mana, mana, ap, manas apgrozījums eh, palielinās uz miljardiem dolāru dažos gados, un tas ir tāpēc, ka mums bija 300 miljonu tirgus. Visi mani konkurenti, kas pārdod tikai 60 miljoniem cilvēku apvienotās karalistas tirgū, viņi netika šādiem rādītājiem līdzi. Tā tad, ko darīs lielākā daļa uzņēmēju? Ja Brexits notiks. Nu, tad viņi atvērs eh, biroju Dublinā, Amsterdamā, Frankfurtē vai Parīzē un pārvietos darba vietas un strādājuši ar šīm pilsētām. Un tādējādi mēs paši būsim sevi izrakuši bedri. Paldies! Paldies! Un tagad Vodenes kundze, lūdzu jums vārds. Pētenkungs acīm redzot nesaprot, ka 62 62% eh, balsotāju nav 62% iedzīvotāju. Tātad atkal skaidri balti meli. Kā jau mēs redzējām Bindraša skandālā, mūsu valdība dažas lietas eh, zina, zina kā ļaunprātīgi sašķelt ģimenes, to viņi dara atkal. Eiropa ir nācija un eh, tautu ģimene un ļaut, lai konservatīvi vienkārši sagrauj sādu šo ģimeni, tam būs neremdināmas sekas gan Eiropas Savienībai, gan apvienotai karalistai. Tāpat kā Brexits sašķels Eiropas nāciju ģimenes, baidos, ka tas bijis arī Britu nācijas beigu punkts. Uh, dzimusi Skotijā, augusi Liel... Anglijā, es uh, uzskatu, ka esmu divējāda pilsone. Uh, Džonsons Farāžs un uh, viņu pakaļskrējai sabotēja šo valsti ar garo vēsturi, un šie sabotētāji ir nodavuši Ziemeļa uh, īrijas cilvēkus Vindraša uh, skandālā cietušos. Un man ir brīdinājums. Angļi daudz, ir, daudzkārt ir centušies uh, apdraudēt Skotijas intereses, un mēs redzēsim, ka atkal celsies Viljam Volis um, līdzīgas paudzes un cīnīsies par savām tiesībām. Paldies! Un Ričī. Uh, kundze. Paldies, priekšsādātāji! Es balsoju 2. decembrī par Belfāsts līgumu. Tas bija pēdējais miera līgums, kas uh, tika izstrādāts uh, Eiropas Savienībā, un tam drīz būs 20 gadu jubileja. To garantēja šī Eiropas Savienība. Sesdien būs starptautiskā miera diena. Es baidos par šo mieru. Ja mēs to zaudēsim. Uh, egoistisku interešu dēļ uh, un farāžu dēļ tas ir cilvēks, kuram vienkārši viss ir vienalga. Thank you. Grazie mille. Adesso la parola all'onorevole. Paldies. Nākošais runātājs Šanskelīs neatvainojiet. Es kļūdījos. Nākošais runātājs deputāts Polčāks. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos paskaidrot savu balsojumu. Jā, protams, es respektēju Britu tautas balsojumu Brexit referendumā, tomēr es arī novērtēju šo rezolūciju, kas dod iespēju atlikt uz vēlāku Brexit termiņu, un vienlaicīgi mums ir jārespektē arī justīcijas tiesas lēmums, kā 50. pants var tikt vienpusē atsaukts. Man ir būtiski, lai tiktu aizstāvēts uh, apvienotajā karalistē dzīvojošo Eiropas pilsoņu tiesības, un vienlaicīgi mēs nedrīkstam uh, uh apgrūtināt mieru starp tautām, kas apdzīvo īrijas salu. Un es vēlētos arī rieģēt uz Brexit partijas eh, pārstāvu sacīto. Viņi saņēma šīs eh, vietas tikai pateicoties Eiropas balsošanas sistēmai, jo Britu sistēmas ietvaros jūs pie šīs vietas nebūtu tikuši. Nākošais runātājs Šons Kelijs. Paldies, priekšsēdētāji, es biju ļoti gandarīts piedalīties šodienas diskusijā attiecībā uz apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas Savienības. Uh, un daudzi deputāti pauda savu atbalstu un arī skrien savu balsojumu backstop sakarā un arī atbalstu lielās piekdienas nolīgumam. Balsojuma laikā bija 554, kur balsoja pār šo darījumu. Tas ir liels vairākums. Tāpat arī ar gandarījumu es dzirdēju to kā deputāti ir, e, piekrīt termiņu pagarinājumam gadījumā, ja e, Boris Džonsons e, šādu versiju apsvēr. Es domāju, ka tā ir, šī ir nozīmīga diena Eiropas Savienībai. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Hanāns. Paldies, priekšsēdētāji! Varbūt viņi tā negribēja, bet parlamenta kolēģi Eh, tikai eh, norādīja uz to, kā nesakārtots Brexits ir iespējamāks. Eh, turpinot dažādos, no, dažādās norādes uz asimetriskiem arbitrāžas mehānismiem, uz justīcijas tiesas nolēmumiem. Mē, mums ir jāuzstāj uz to kā ar šo deklarāciju tak, eh, tiek padarīta praktiski neiespējama eh, sakārtot izstāšanās. Mēs doma, ka mēs tiešām no Brexit krīzes eh, ir. Mēs vienmēr uh, apgalvojam pretējo, ne Brexit krīze, krīze, ko izraisa at, uh, atteikšanās vai parlamentu opozīcija. Tad Tad, kad pienāks vēlēšanas, es ceru, ka parlamentāro uh, institūciju leģitimitāte neizraisa nekādus papildus traucēju uh, zaudējumus. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti deputāte Tomča. Paldies, priekšsēdētāģe! Jā. Jāsaka, ka ļoti žēl, ka esam nonākuši līdz Brexit situācijai. Uh, jo Brexit kļūs par instrumentu, nevis mērķi. Uzvarētāji šajā procesā nebūs. Izskatās, ka mēs visi cīnāmies eh, par to, lai mazinātu kaitējumu. Varbūt mēs eh, arī atļausim pagarināt termiņu, bet tikai tad, ja tas ir pamatoti, piemēram, ja ir paredzēts vēlēšanās vai jauns referendums, vai arī ir nepieciešams laiks, lai ratificētu vienošanos. Uh, Mums šajā procesā ir jāapzinās, ka ir nepieciešams darīt visu iespējamo, lai aizsargātu savus pilsoņus. Apvienotajā karalistē visur vainot tagad cenšas Eiropas Savienību. Ja nonāktu līdz izstāšanās bez vienošanās, tad Briti būs vienīgie, kas uh, būs eh, atbildīgi savu pilsoņu priekšā. Per un minūto, please! Nākošais runātājs, deputāte Fonvīze. Paldies, priekšsēdētāji, kad es pārcēlos no Vācijas uz Lielbritāniju pirms 20 gadiem. Es eh, ierados globālā Lielbritānijā, kas mani uzņēma rat, eh, plaši atvērtām rokām. Eh, man tikt piedāvāts tiesības, garantijas un iespēja veidot savu dzīvi valstī, kur es mīlu. Bet šobrīd 3 eh, miljoni Eiropas pilsoņi ir apvienotie karalistē saskars ar neskaidrības un baiļu klimatu. Boris Džonsons eh, ir lauzis savus solījumus, tāpat kā to ir darījuši citi. Apmešanās schēma nav piemērota, un

vienkārši reģistrēties, bet nevienmēr viņiem ir iespēja piekļūt pie dokumentiem, kas ir desmitiem gadu veci. Un mēs varam nonākt pie daudz plašāka mēroga problēmām, un tāpēc es balsoju par rezolūciju. Bet skatīsimies faktiem acīs. Vienīgais veids, kā garantēt pilsoņu tiesības Lielbritānijā, ir apturēt Brexitu. Paldies! Thank you. Paldies! Un ar to arī mēs beidzam debates šodien. Un uh, mēs uh, te darbojamies gandrīz kā, kā Britu parlamentā šodien, ņemot vērā, ka runāja praktiski tikai Britu deputāti. Tātad uh, debatas slēdzam un atsāksim darbu atkal pulksten trījos.